Godātie kolēģi, pirms mēs atsākam plenārsēdes darbu, es vēlos paust savu lielo satraukumu par uh, sodu 38 gadiem cietumā, kas ir noteikta Irānas advokātei Narsinai Sotudē. Viņa ir 2012. gadā ieguvusi Saharo balvu. Viņas vienīgā vaina ir ir cīnīties par cilvēktiesībām Irānā. Eiropas parlamenta vārdā es ar e, stingrību vēlos izteikt nosodījumu par šāda veida spriedumu, un es ceru, ka jūs arī man piekritīsiet, ka mēs pieprasām nekavējoties atbrīvot Nazrīnu. Es vēlētos arī. Vēlos arī izteikt uh, līdzjūtību 77 upuru tuviniekiem, uh, kas uh, upuru tuviniekiem, kuri ir piedzīvojuši Irānā plūdus, un mēs arī mobilizējam fondus, lai varētu reaģēt uz notikušo gudatie kolēģi. Šī ir pēdējā plenāra sesija pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām. Vēlos jums pateikties! par jūsu darbu, par jūsu aktīvo iesaisti manas prezidentūras laikā. Mans darbs ir politisko debašu centrā nolikt Eiropas parlamentu. Esmu ļoti apmierināts par to, ka mēs varējām tikties vairāk kārt ar valstu valdību vadītājiem, lai parādītu, kā mēs esam Eiropas nākotnes sirdī. Es uzskatu, ka visi šeit vēlas vairāk pilnvaras Eiropas parlamentam. Tas nozīmē, ka mums ir jāstiprina politika mūsu Eiropā. Mēs esam šos gadus strādājuši visi kopā. Es mēģināšu būt neitrāls, arī mēģinot aizstāvēt tiesības un to, cik katrs no jums esat svarīgi. Lai kāda būtu arī jūsu politiskā partija vai politiskā grupa, kurai piederat. Es mēģināšu respektēt visus deputātus un ļaušu katram paust savu nostāju. Es atvainojos, ja esmu pieļāvis kļūdas. strādājot pie tik svarīgiem jautājumiem, mēs varam pieļaut arī kļūdas. Vienmēr esmu mēģinājis būt godīgs, lojāls attiecībā uz Eiropas parlamentu, kur man bija tas gods vadīt. Man ievēlēja vairākums no jums. Es arī mēģināju darīt visu, lai tiktu ievēroti noteikumi Es esmu vienmēr mēģinājis visus uzklausīt šajos divarpus gados. Man bija arī tas gods arī 180 reizes parakstītu kopīgi panāktos rezultātus. Mēs esam sasnieguši izcils rezultātus. Vienmēr esmu mēģinājis rīkoties tā, lai Eiropas parlaments būtu Eiropas komisijas kontrolētājs un nevis lai būtu otrādi, lai mēs vienmēr būtu līdzvērtīgi attiecībā uz citām institūcijām. Mēģināju arī savas darbības laikā turēt tos solījumus, kādus es izteicu tad, kad jūs mani ievēlējāt un tad, kad es nācu klajā ar savu kandidatūru. Vēlos apliecināt, ka Man šie divi ar pusgadi bija tiešām aizraujoši. Vēlreiz pateicos jums visiem par visu, ko esat paveikuši. Ļoti uzmanīgi uzklausīju visas kritikas, visas iebildes, arī attiecībā pret mani. Un arī uzklausīju tos, kuriem ir citādāk nostāja nekā man. Arī tur es sadzirdēju ļoti liederīgus padomus, nekad par zemu neesmu novērtējis kritiku, neesmu arī par zemi, par zemi novērtējis nostāju, kas nav manējā. Es savas darbības laikā mēģināju būt neatkarīgs prezidents un izcelt katru jūsu darbu. Visu šo darbu esam paveikuši arī pateicoties visiem ierēģiem, pateicoties tulkiem, un no sirds vēlos pateikties par uh, to darbu, ko viņi veica Eiropas Savienībai un uh, pusmiljārdam Eiropas Savienības pilsoņu, kurus mēs šeit pārstāvam. Bez viņiem mums nebūtu izdevies sasniegt tos mērķus, kurus mēs sasniedzam arī tagad šajā pēdējā plenāra sesijā. Paldies, tiešām no sirds paldies visiem! No sirds paldies visiem un tiešām runāju no sirds. Paldies, paldies visiem. Paldies! Un tagad mēs oficiāli atsākām plenāru sesiju, kas tika pārtraukta 4. aprīlī protokols, kā arī apstiprinātie tiesī, tiesu akti ir izplatīti, vai ir kādas iebildes komentāri? Lūdzu. Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, milý, milý Anton. Godātais priekšādātāji, mīļais Antonio, Es, protams, negribu sabojāt šo svinīgo momentu un tā tālāk, bet Es gribētu tomēr runāt par iebildi un runāju par 184. Eh, panta punktu. Divreiz es par to esmu runājis, neviens uz man pieprasījumu nav reaģējis. Vai es varētu tev lūgt vērsties pie sekretariāta un noskaidrot, kāpēc uz mani iebildi nekāda atbildi nesmu līdz šim saņēmis? E, Vai tas ir jautājums, lūgums, kas tas īsti bijis, nesapratu. By, byla, byla to žádost, byla to žádost, aby opravdu, když... Tas ir, tas ir pieprasījums. Ja kāds iesniedz iebildi saskaņā ar attiecīgo pantu, tad tādā gadījumā saskaņā ar Eiropas parlamenta reglamentu uh, 24 stundu laikā ir jāsaņem rakstiski atbildu šāda veida pieprasījumu. Bet jāsaka, līdz pat šim, un, un tas ir tagad 15 dienas jau pagājuši kopš brīža, kad šo pieprasījumu iesniedz, atbildi nesmu saņēmis. Jā, nu, vai ir par protokolu kādu komentāru iebildi? Nav, labi, tādēļ protokols ir apstiprināts. Pēc tam, kad gudētais deputāts Ivārī Padar ir ievēlēts Igaunijas parlamentā, parlaments arī tad pierakstīja viņa vietu, kas ir brīva, sākot ar 19. gada 4. aprīlim, arī ņemot vērā, ka Hanis Hanso uh, aizstās padara kungu, mēs to ņemam vērā, viņš aizstās sākot ar 4. aprīlu, mēs viņu šeit sveicam, un viņš atbilstīgi regulējumam arī tad var piedalīties visās komitejās. Sociāla demokrātu grupa ir nosūtījuši arī dažu delega komisiju delegāciju nominācijas, viņu vārdi būs šīs plenāras sēdes protokolā, ja netiks iesniegtas iebildes līdz protokola pieņemšanas brīdim, tādējādi šīs izmaiņas tiks uzskatītas par apstiprinātām. Konstitucionāla lietu komiteja ir piedāvājusi interpretēt 32. Uh, noteikumu 5. apakšpunktu kā arī otru, otro ievilkumu, 169. noteikumu, otro punktu, uh, ir piedāvāt šīs interpretācijas, un tad arī šīs dienas plenāra sēdē protokolā tas tiks um, publicēts, ja 24 stundu laikā noteiktais deputātu skaits vai politiskās grupas neiebildīs, tiks, tiks apstiprināts. Tad pēc konsultācijām, kas ir paredzēts 234. noteikumā finanšu regulā attīstības budžeta komitejas ir nosūtīšana savu kopīgo nostāju par Eiropas trāsta fonda paplašināšanu iekļaujot Centrālā Afrikas Republika, kas ir izveidots ar komisijas lēmumu 14. gada 11. jūlijā un kas vairs nebūs spēkā sākot ar 2019. gada 30. 8. jūliju kopīgā nostāja pie plenārsēdes mājaslapā, un arī šī uh, nostāja tiks publicēta protokolā, ja noteiktais deputātu skaits un politisko grupu skaits 24 stundu laikā nesaka iebildumus, tad formāli nosūtīšu mūsu nostāju Eiropas komisijai. Vēlos arī informēt plenārsēdi, ka kopš 4. aprīļa, kad esmu parakstījis atbilstīgi parlamenta regulējumu 78. punktu kopā ar pārdomes priekšsādātāju, esam parakstījuši vairākus tiesību aktus un trešdien kopā ar Eiropa padomes priekšsādātāju apstiprināsim 19 tiesību aktus atbilstīgi 78. punktam Eiropas regu parlamenta regulējumā šīs dienas plenārsēdes protokolā tiks publicēti šī tiesību akti. Un tagad darba kārtība. Apstiprināt darba kārtības projekts ir 11. aprīlī atbilstīgi 148. punktam darba kārtība ir pieejama. Pēc konsultācijām ar politiskajām grupām vēlos piedāvāt plenāru sēdē sekojošas darba kārtības projekta izmaiņas. Vienu brīdi, lūdzu. Tāpēc. Apstiprināsim darba kārtību un tad došu jums vārdu. Eiropadomas komisijas paziņojumi par Eiropadomas secinājumiem, kas pieņemti 2019. gada 10. aprīlī par apvienotās karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības, tik noteikti kā pir, otrdienas pirmais punkts iebildumu nav, lūdzu, vēc kungs. Priekšsādātāji, paldies! Es gribu atsaukties uz darba kārtību un 116a trešo apakšpunktu. Ir bijusi kopīga NV un pētī komitejas sanāksme, runājot par lūgumrakstu, kas saņemts no pilsoņiem attiecībā uz pierādītiem Exxon mobil firmas eh, pārkāpumiem un eh, fabricējumiem pētījumos. Jāsaka, sekretariāts uzaicināja ExxonMobil pārstāvjus un sagatavoja, viņiem ir turklāt izsniegta seši, sešas caurlaides uh, kā lobbyistiem. Viņi uz šo uzklausīšanu neieradās, aiz, aiz, aizbildinoties, uh, sakot, ka viņiem ir tiesas prāva, bet, nu, saskaņā ar 116. A panktu teica, ja kāda organizācija kas ir saņēmusi šādus lobiju caurlaidus, tomēr neatsakās ierasties uz komiteju uzklausīšanu, tad tādā gadījumā šādas caurlaidas tam tiek atņemtas. Nu, jums ir aizsūtīta vēstule, un mans jautājums tad ir šāds, vai jūs atbildēsiet uz šo vēstuli, un vai jūs piekritīsiet vēl šī sasaukuma laikā minētās caurlaidas Exxon eh, pārstāvjiem atsaukt, jeb tas vairs nebūs šī parlamenta vai prezidija uzdevums. Thank you. Non è competenza del. Tas nav priekšsēdētāja kompetence. Ģenerālsekretārs izskata šo jautājumu, kā tas arī izskanēja pēdējā priekšsēdētāja konferencē, un tad arī jūs tiksiet informēti, ka tiks pieņemts lēmums. Marijas kungs, lūdzu. Priekšsēdētāji. Eiropas parlamenta mm, grieķu genocīda atzīšana šobrīd ir burtiski vēsturisks imperatīvs. Šogad vairāk nekā jebkad iepriekš to nepieciešams izdarīt. Ir pagājuši simt gadu kopš eh, šo grieķu genocīda, jo 1919. gadā, kad Kamals pašā ienāca Melnās jūras Pontijas eh, reģionā, tam sekoja zvērības, slepkavības. Tātad, eh, jo, Es vispirms paskaidrošu, kāds ir jūsu lūgums, pēc tam jums tiks dots vārds. Vispirms es vēlos Priekšādātāji. Jūs jau esat informants. Eh, godātais, saņemot. godātais Marijas kungs, vispirms runāju es un pēc tam jums būs vārds. EKR grupa prasīja pievienot darba kārtībā komisijas paziņojumu par Grieķu eh, genocīdu atzīšanu laikā no 1914. līdz 1923. gadam, kā pēdējo jautājumu pirms vienas minūtes runām, un debats jānoslēdz ar rezolūciju. Tagad, lūdzu, Marijas kungs, vārds ir jums, un varat paskaidrot šo savu lūgumu. Paldies, priekšsādātāji. Nu, tā tad lūk. Grieķijas genocīda atzīšana no Eiropas parlamenta puses šobrīd ir ārkārtīgi svarīga. Īpaši šogad, kad ir pagājuši tieši simt gadu kopš šīs uh, slaktiņa, kad Pontijas rež, reģionu Grieķi tika noslapkavo 1919. gadā, kad Kamals pašā ieradās šajā reģionā, Viņa ienākšanai sekoja slaktiņi, etniska tīrīšana reģionā, vairāk par 350 tūkstošiem vīriešu, sieviešu un bērnu tika noslapkavoti. Pēc tam masveidā sievietes tika izvarotas, nodot, cilvēki tika nodot verdzībā, tam sekoja neiedomājams cilvēku ciešanas. Un grieķi šajā reģionā tika nogalināti tāpēc, ka viņi bija grieķi un kristieši. Un tāpēc mēs pieprasām, lai šodien mēs darba kārtībā iekļautu papildu jautājumu, respektīvi komisijas paziņojumu par šo jautājumu, respektīvi tātad genocīda atzīšana, grieķu, grieķu genocīda atzīšana no 1921. līdz 24. gadam ar attiecīgu rezolūciju. Tāpat arī vēlamies pieprasīt personālu balsojumu par šo rezolūciju un gribētu aicināt šī parlamenta deputātus pieņemt šo minēto rezo rezolūciju un apstiprināt šī jautājuma iekļaušanu darba kārtībā, jo tā ir mūsu vēsturiskā atbildība. Simt gadu ir pagājuši kopš šī genocīda. Paldies! Vai kāds vēlas izteikties pret šo lūgumu? No, allora metti... Nē, tādā gadījumā balsosim personāla balsojums par EKR grupas lūgumu pievienot darba kārtībai komisijas paziņojumu par Grieķijas, par Grieķu genocīdu atzīšanu laikā no 14 līdz 23 gadam un jānoslēdz būs debates ar rezolūciju. Sākam balsot! Il voto è chiuso. Beidzam balsot. Noraidīts. Pirmdien guē. E politiskā grupa uh, lūdz, lai padoms un komisijas paziņojums par uh, uh, trauksmes cēlāja apdraudējumu un Džuliena uh, Asāņa lieta arī tiktu pievienota uh, ziņojuma izskrīšanai to personu aizsardzību, kur ziņo par savienības tiesību aktu pārkāpumiem. Referenta Rozjēra Lūdzu Tores kundze iepazīstiniet mūs ar savu lūgumu. Paldies! Paldies, šīs eh, nav nekāds eh, pārkāpums, ir jāaizsargā cilvēki, kas ziņo Žiljans. Uh, Assange, viņu vajo ASV, viņš ziņoja par Afganistānu un uh, situāciju Irākā. Mums kā pilsoņiem bija tiesības uzzināt šo realitāti, un viņš, uh, viņu nedrīkst izdot ASV, viņš tur visdrīzāk tik spīdzināts arī ANO apliecināja, ka viņam varētu būt tiešām arī. Jo, uh, apdraudējums dzīvībai. Šī iemesla dēļ uzskatām, ka Eiropas Savienībai jāpieņem pozīcija, jāiestājas par demokrātiju, caurskatāmību un tiesiskumu. Mēs tādējādi prasām, lai darba kārtībā tiktu iekļauts šis jautājums, vēlamies personāla balsojumu par uh, to, lai Juliana Asenča brīvības tik, tiesības tiktu ievērotas. Paldies! Paldies, Toris kundzei! Vai kāds vēlas izteikties pret šo lūgumu? Lūdzu! against do you want to vai kāds ir pret lūdzu we the greens we do mēs zaļie vēlētos mm, atsevišķā punktā apspriest Asanža lietu mēs mm, baidāmies viņ, mm, par šo viņa izdošanu ASV, bet vēlamies, lai tas tiktu skatīts kā atsevišķs punkts darba kārtībā. Nērta, prego. Nērta kungs, lūdzu. Priekšsēdētāji, esmu advokāts un es uh, arī strādāju pie vienas lietas, kur bija runa par Guantanamo spīdzināšanu un šausmām. Viena lieta ir par rezolūcijām, par cilvēkiem, kas uh, ceļ trauksmi, bet cita lieta ir uh, ļoti personīga lieta. Man ir uh, pieredze, esmu strādājis Guantanamo lietās, esmu pret šo piedāvājumu, gribu, lai mēs runātu par trauksmes cēlēju aizsarga, aizsardzību. Personāla balsojums tagad par goe lūgumu pievienot darba kārtībā runāt kopā arī ar jautājumu par apdraudējumu trauksmes cēlējiem, runāt arī par Džuljana Sanža lietu. Tad skatīt to kopā ar Uzjēras kundzes uh, ziņojumu. Sākam balsot, personāla balsojums. Beidzam balsot. Priekšlikums noraidīts. Uh, Otradienā uh, ETP grupa ir lūgusi, lai Grēslas kundze ziņojums par Olaf izmeklēšanu un sadarbību ar Eiropas uh, prokuratūru tiktu izņemta no darba kārtības. Lūdzu, Grēslas kundze. Priekšādātāji, paldies, godātie kolēģi. Attiecībā šo ziņojumu ir um, divi priekšlikumi. Mm, mm, tiesa saņemti Olaf. Um, un runa ir par eh, piekļuvi deputātu kabinetiem, kuriem tāpat laikā nav atņemta imunitāte. Mēs kā parlaments izrādām savu labo gribu. Un esmu 142. 141. reglamenta panti ietveros, esmu iesniegusi mm, priekšlikumu, sakot, ka tiesības nedrīkst būt sliktākas šeit Eiropas parlamentā, kā tas ir nacionālajos parlamentos. Olatāls piekļuva visiem parlamenta dokumentiem. Es domāju, ka tas ir pārāk tālējo, tā ir pārāk tālējo trašība, prasība. Tāpēc šo balsojumu ierosinu pārlikt uz vēlāku laiku, notiktos septembri, jo jāsaka arī padomē šobrīd par šo jautājumu vēl nav pieņemta nostāja. Un ja mēs par to balsosim jau šobrīd, tas nozīmē, ka mūsu pilnvars kopumā tiks vainātas. Detaļās es tagad visu nevaru izklāstīt jums, tomēr gribētu jūs lūgt pārlikt šo balsojumu balsojumu uz vēlāku laiku, tā lai par to varētu lemt nākamais parlaments sasaukums. Konkungs vēlas runāt pret lūdzu. Priekšsādātāji, paldies, godātie kolēģi. Es šo priekšlikumu darbu kārtībā uzskatu par nepieņemamu. Mēs jau no pašiem sākumiem esam bijuši vienas prātus, ka jaunā Olaf regula un viņu regulējums ir jālaiž spēkā pēc pēc straujāk, jo, protams, ka ir ļoti liels saistības ar Olaf un jauno pro Eiropas prokuratūru. Ja līdz 2020. gadam šā jautājumā ir vajadzīga skaidrība, pēdējais eh, regulas izstrādāšanas laiks bija septiņi gadi, mums tik daudz laika nav. Šis eh, regulējums ir jāmaina un tagad, nu jā, tagad to vēlas pārcelt uz vēlāku laiku, tāpēc, ka nevarēja, nebija vairākuma atbalsta viņu idejai. Manuprāt, tas nav demokrātiski. Manuprāt, šie imunitātes noteikumi un olaf prasības, eh, piemēram, krā, aizdomās par krāpšanas gadījumiem, ir jāmaina. Mums ir jābūt vienlīdzīgai attieksmei, tai jātiec arī uz mums. Eh, gribu tāpēc visus šī parlamenta deputātus pieturēties pie pašreizējās darbu kārtības un balsot par to. Ja mēs to visu vilksim garumā, tad visi tie, kas nodarbojas ar krāpšanu, nu, beig beigās nodarīs pāri arī godīgiem deputātiem. Votiamo per. Balsosim personāla balsojums par ETP grupas priekšlikumu izņemt no darba kārtības. Grēslas kundzes ziņojums par Olaf veiktajiem izmeklējumiem sadarbību ar Eiropas prokuratūru. Sākam balsot! Il voto è chiuso. Beidzam balsot. Priekšlikums noraidīts, tādējādi darba kārtība netiek grozīta. Guvējas grupa ir lūgusi pievienot kā trešo punktu otrdienas pēcpusdienā vicepriekšsēdētājs un komisijas augstās pārstāvis paziņojumu pār ASV uh, atzīšanu. ASV ir atzinusi Golana augstienas par Izraēlas teritorijām un par iespējamo arī rietumkrasta Jordānijas uh, aneksāciju. Uh, Un tagad vārds Marisai Matijas kundzei no GOE grupas, lai varētu prezentēt šo lūgumu. Priekšādātāji, paldies! ASV prezidenta paziņojums par Golandas augstienēm un to atzīšanu par Izraēlas teritoriju bija tāds vienpusējs paziņojums. Un tagad, protams, pa to laiku ir ievēlēts vēl vienreiz Netanjāho premjera amatā. Viņš izvēlas līdzīgu retoriku. Tas pats attiec uz uh, eh, Jordāns rietumkrastu. Un es domāju, ka ar šiem izteikumiem tiek jauts jau tāpat ļoti trauslais līdzsvars, kas panāks starp pusēm. Mēs, protams, zinām, ka tas ir pretrunā starptautiskām tiesībām, jo pastāv apstiprināta vienošanās arī starp Izraēlu un ES šai kontekstā. Uh, Mm, tāpēc vēlamies, eh, lai tiktu mm, precizēta ES nostāja šajā sakarā. Augstai pārstāvēji Mogrīnī kundze vajadzētu nākt klajā ar paziņojumu par situāciju attiecībā uz Golandas augstieniem, jo pagaidām šie paziņojumi nav pieņemi, tīpaši ņemot vērā uh, pašreizējos notikumus. Paldies! Vai kāds ir pret goja grupas lūgumu? Tādā gadījumā balsosim par šo priekšlikumu pievienot paziņojumu. Personāla balsojumu sākam balsot. Il voto è chiuso. Beidzam balsot. Priekšlikums apstiprināts, tādējā tiek pievienots trešais punkts. Otrdienas pēcpusdienā vicepriekšsēdētājs un komisijas augstās pārstāvs paziņojums par to, kā ASV tiek atzīst Golana augstienes kā Izraels teritoriju un iespējamo arī Rietumkrastu Jordānijas um, nomešanu pievienošanu. Tālāk arī ir lūdzis ievieto darba kārtībā augstās pārstāvis paziņojumu par situāciju Sudānā. Vārds Džo eh, Pimenta Lopes kungam lūdzu iepazīstiniet mūs ar savas grupas lūgumu. Omar Albašīr. Priekšādātāji, paldies. Omārs Albašīrs eh, vadīja autoritāru režīmu, un vairāk kā 30 gadus tas bija spēkā Sudānā. Tas bija režīms, kura ietvaros tika slepkavota cilvēki, politiķi, po, pilsoniskās sabiedrības pārstāvi. Tas bija ārkārtīgi autoritārs un nežēlīgs režīms. Nu, un tas, protams, beigu beigās atspēlējās. Bija arī dažādas intervences no ārpuses, dažādas ekonomikas sankcijas tika noteiktas. Tas viss arī turklāt centienos mazināt migrāciju no šī reģiona. Nu, Kā mēs zinām, šai valstī tagad ir piedzīvots apvērsums, valsts apvērsums pagājušajā nedēļā, un šis diktatora režīms tika gāsts. Nu, un šobrīd nepieciešams prasīt, lai jaunā militārā rakstura valdība at, atkāpjas un tiktu valstī organizētas vēlēšanas. Ņemot vērā pašreizējo situāciju, tas ir ārkārtīgi svarīgi, un šī iemesla pēc mēs eh, arī, mums arī jāpauž savs viedoklis. Vai kāds ir pret goja e grupas lūgumu? Tādā gadījumā, lūdzu. Bustināru. Bustināru. Prešedinte, atunci când am planificat. priekšsēdētāji Kad mēs plānojam augstās pārstāves uh, uzaicināšanu uh, uz šeit, uz Strasbūru, lai viņi varētu piedalīties par um, debatēs par ES ārpolitikas nākotnē, tad mēs vēlējāmies, lai tas būtu ekskluzīvi tikai šīs temats, par ko tiek šeit debatēs runāts, tā lai parlaments varētu tiešām padziļināt šo jautājumu, arī apspriest ar augsto pārstāvu un nodot tai savas vēlmes un nodot savas vēlmes tālāk arī uh, nākamajam sasaukumam. Ja tagad savukārt šādā veidā viss šī plenārsesija tiks kanibalizēta un debatēs tik, tiks pievienot klāt vēl virkne citu temata, tad strateģiskais šo debašu mērķis faktiski ies zudumā. Es gribētu vērst jūs uzmanību uz faktu, ka mums nevajadzētu šo konkrēto tikšanos ar augsto pārstāvi pārsātināt ar daudziem dažādiem tematiem, jo, saku, tādā veidā pazaudēsim no skata svarīgāko strateģisko mērķi. Tāpēc e, mēs gribētu, lai šāda veida papildinājums darba kārtībā nenotiek. Kurš ir pārgoja priekšlikumu? Chi è contro? Pret. Chi si astiene? Atturas. Approvato. Pieņemts. Tādējādi esam pievienojuši augstās pārstāvis pārziņojumu par situāciju Sudānā, kā 3.4. punktu otrdienas pēcpusdienā. Zaļā grupa ir lūgusi pievienot arī otrdienas pēcpusdienā komisijas padomas paziņojumu par iespējamā Džuliena Sanža izdošanu. Jūs jau iepazīstināt iepriekš ar šo lūgumu, vēlreiz jūs vēlties to prezentēt kā atsevišķu tātad punktu. Piedāvājām to skatīt kopā ar esošu punktu, zaļie vēlas to skatīt kā atsevišķu darba kārtības punktu. Tad balsosim bez paskaidrojumu, kurš pār, kurš ir pār to, lai tiktu pievienotas debates. Padoms komisijas paziņojums par iespējamo Žilienas Sanģi izdošanu. Kurš pār? Pret atturas. Noraidīts, bet pārbaudīsim. Pārbaudīsim. Voto è chiuso. Beidzam balsot. Pieņemts. Šis priekšlikums pieņemts. Tādējādi otrdien būs arī uh, paziņojums par iespējamu Džulienas Sanģi izdošanu. Tas būs pēdējais darba kārtības punkts. Trešdien sociāldemokrātu grupa vēl lūdz pievienot no rīta diskusiju par Balaškunga ziņojumu par sociālo nodrošināšanas sistēmu koordināciju. Tādējādi plenārsēde sāksies 8.30 vārds Marijai Žo Rodrīgas, lai viņi varētu iepazīstināt ar grupas lūgumu, lūdzu. Uh, on... Priekšādātāji sociāls un demokrāta grupas vārdā vēlos likt priekšā balas ziņojumu iekļaut darba kārtībā kā pirmo trešdienas rītā. Mēs uzskatām, ka šis ziņojums ir ļoti svarīgs, lai pārliecinātos, ka tiek nodrošināta piekļuva sociālajai aizsardzībai pilnīgi visiem pilsoņiem, ņemot vērā mobilitāti visā Eiropas telpā. Tas tā ir joma, kurā šobrīd ēs noteikumi ir novecojuši, un balas ziņojumā tiek runāts par to, cik svarīgi ir šos noteikumus atsvaidzināt, atjaunināt. Mūsuprāt, ir gūts labs progress šeit Eiropas parlamentā šā jomā. Tiesa, ka padome nav spējusi vēl līdz šim nonākt ne pie kādas vienotas nostājas, bet ja mēs apspriežam šo ziņojumu un pieņemam to pirmajā lasījumā, tad tādā veidā vismaz kā parlaments nodrošinām to progresu, ko esam panākuši līdz šim, un tas Eiropas pilsoņiem būs ļoti nozīmīgi. Tāpēc mēs ierošinam šo jautājumu iekļaut darbu kārtībā kā pirmo trešdienas rītā. Vai kāds ir pret šo piedāvājumu? Balas. Liebe Kollegen, godātie kolēģi, es gribētu jūs tomēr lūgt neatbalstīt šo priekšlikumu. Ir taisnība, ko teica kolēģi, ka tā ir ļoti nozīmīga tēma Eiropas pilsoņiem, jā, bet tāpat laikā ir bijušas ārkārtīgi garas sarunas, mums nav izdevies panākt panākt vienošanās eh, tādā, tādā veidā, kas būtu pieņem arī padomēji. Mums bija pilnīgi īpašā komitejas apspredē par to mm, diskusijas un konstatējām, ka ir ļoti dažādi viedokļi. Neviena no politiskajām grupām beigu beigās nav pilnībā apmierināta ar šo ziņojumu. Mums ir vajadzīgs veltīt šim jautājumam vairāk laiku nākamā sasaukuma sāsumā, sākumā, tā lai bez jebkāda spiediena šo tēmu iz, apspriestu līdz galam, lai darītu to loģiski, saprātīgi, īstenojot sarunas un nevis paļaujoties spiedienam laika ziņā. Mēs nedrīkstam šādā veidā mazināt Eiropas parlamenta tiesības, jo jūs tagad nolabolsosiet par šo priekšlikumu, tad tādā gadījumā tiek noteikti tādi termiņi, kos pēc tam būs grūti ievērot, un nākamajam parlamentam nebūs iespējas īstenot atbilstīgas sarunas par šo dokumentu. Tāpēc ierosinu jūs tomēr ļaut šo ziņojumu apspriest nākamā sasaukuma sākumā, tā lai tas norisinātos atbilstīgi. Balas kungs. Monsieur le Président, euh, rapidement pour dire. Priekšādātāji pavisam ātri gribēju tikai atgādināt, ka mandāts komitejā tika pieņemts. To tālāk apstiprināja arī šeit plenārsesija. Gribu arī atgādināt, ka Eiropas parlaments bija vienots savās diskusijās um, par, š, par, ko partija šai balsojumā Un es uzskatu, ka nākamajam parlamentam būtu ārkārtīgi svarīgi, ka ir izstrādāta jauna nostāja, spēcīga nostāja, um, labvēlīga nostāja, saskaņā ar kur tad varētu risināt jautājumus padomē, kur vairāk padomas locekļi uh, nu, šobrīd ir nespēja nonākt pie vienošanās. Es tāpēc domāju, ka ir demokrātiski būtu tikai un vienīgi normāli, ka parlaments pauž savu nostāju pirmajā lasīmā, to apstiprina, jo darbs kopīgiem spēkiem ir paveikts un negribētos, ka tas ir kaķiem zem astes un ka mēs šādā veidā no savas atbildības atsakāmies. Dzimers kundze atbalsojam. Ja, ich möchte... Paldies. Es arī vēlēšu izteikties par to, ka mums vajadzētu šo jautājumu iekļaut darba kārtībā. Tas ir pilnīgi normāli, ka ir noticis trialogs, ir bijušas sarunas un nav bijusi vienošanās. Tā tas mēdz notikt. Nu, šai gadījumā, tāpēc, ka padomu nav varējusi piekrist un nav varējusi rast pietiekamu vairākumu, mm, Un tas nozīmē, ka mēs kā parlaments varam pirmajā lasīmā apstiprināt savu nostāju, tādējādi to apliecinot. Un eh, dzirdēju nu pat arī tādu argumentu, ka lūk, eh, ka šobrīd darbs nav vēl pietiekami paveikts, tas nav pietiekami no, nobriedzis, bet gribu jums atgādināt, ka uh, nu, šis e, darbs bija tik ļoti nu, labi pabeigts, ka mums ir bijuši vairākas trialogu sarunas. Un ja mēs tagad paši sev daram pāri un sakam, lūk, tikai tāpēc, ka e, padomē nav vairākuma, mēs atsakāmies no pabeigtā darba un no paš, vienošanās, pie, pie kā paši esam nonākuši, tad, manuprāt, nav pareizi. Atgādināšu jums priekšādātāju par jūsu pašiem vārdiem. Jūs tik skaisti, tā Jānīkungs, teicāt, mums taču galvenais ir nepieciešams spēcināt parlamenta lomu, un ja mēs noraidīsim šo priekšlikumu, tad mēs rīkojamies rīkojamies pilnīgi pretēji. Tagad balsosim par sociāldemokrātu grupas lūgumu pievienot kā pirmo punktu trešdien no rīta darba kārtībā diskusijas par Bālaškungu ziņojumu. Personāla balsojumu sākam balsot. il voto è chiuso. beidzam balsot. la proposta è accettata. Pieņemts. Tādējādi trešdien plenārsēde sāksies 8.30. Balsojums notiks ceturtdien. Grozījuma iesniegšanas termiņš otrdien 16. aprīlis pulkstens 10. Un tad 16. trešdien būs arī balsojuma atsevišķie balsojumi par atsevišķām dalā, daļām. Trešdien FDD grupa ir lūgusi laikom padomu komisiju nāklājā ar paziņojumu par universālo digitālo identitāti kā Eiropas pilsoņu pamatiesībām, lai tas būtu pirmais jautājums. Un noslēgsies rezolūcija balsošana ceturtdien, lūdzu, kas saldo kungs paskaidrojiet grupas nostāju. Grācie, prezident! Paldies, priekšsēdētāji piedāvāja darba kārtībā iekļaut debatas par fundamentālām tiesībām par digitālo identitāti. Tīkls, internets ir tā vieta, kur notiek dažādas valsts aktivitātes, gan privātās aktivitātes. Tādējādi, kolēģi, ir ļoti konkrēti, ir jāparedz privātumam garantijas. Tas, kas notiek tieši saistētam, ir tieši ietekmi uz reālo dzīvi. Mums ir jādara viss, lai. Uh, visiem būtu vienoti piekļuvis apstākļi, visiem būtu aizsardzība. Tieši saiste ir ļoti svarīga, un te ir svarīgi ievērot arī pamatiesības virtuālā pasaulē. Eiropas Savienība ir jāiejaucas. Mēs nevaram vairs nopalikt uz vēlāku laiku šo jautājumu. Un e, tādējādi mēs varam izmantot tieši saisti, lai katrs pilsonis tur tiktu aizsargāts un arī tik, būtu atpazīstams. Tāpēc, tāpēc mēs gribam runāt par universālo, universālo digitālo identitāti, tur ir dažādas tiesības, privāto datu tiesības un arī tiesības tikt aizmirstam Vēlamies iekļaut šīs debates un arī pieņemt rezolūciju, lai par to skatīt, mēs varētu runāt trešdien no rīta, vai kāds vēlas izteikties pret šo FDD priekšlikumu. Tad balsosim personāla balsojums par FDD grupas piedāvājumu iekļaut šo punktu darba kārtībā. Sākam balsot! il voto è chiuso beidzam balsot la proposta è respinta noraidīts l'ordine dei lavori è così tādējādi esam pieņēmuši darba kārtību prego onorevole corazza bildt corazza bildt kundze lūdzu thank you mr chairman priekšādātā paldies es vēlējos pieminēt um, ISIS un Daesh teroristu bērnu nelēmīgo likteni. Viens otrs no viņiem ir cietumos Sīrijā un Irākā kopā ar vecākiem. Viņi ir iemest šais um, cietumos briesmīgos apstākļos, un es gribētu lūgt viņus meklēt un atvest uz Eiropu, lai viņi kā Eiropas pilsoņi saņem atbilstīgo aprūpi un var tikt reintegrēt sabiedrībā. Neviens bērns nepiedzimst par teroristu, un šajā gadījumā pirmām kārtām jāievēro bērnu intereses. Dalību valstīm ir jārespektē bērnu tiesību konvencija un cilvēktiesību cilvēktiesību konvencija, ko parakstīs Eiropas Savienība. Nevar ļaut šiem bērniem eh, likt maksāt par savu vecāku noziegumiem un pastrādāto. Es ceru, ka jūs man piekrītat. Paldies! Grazie, ora passiamo. Paldies, un tagad pārējiem pie darba kārtības. kellemes délutánt kívánok mindannyiuknak. Lielas paldies! Labi pēcpusdienu visiem priekšādātāji ir nomainījušies tagad. Mm, sākam darbu kārtību. Okay. Good afternoon, ladies and Labu pēcpusdienu visiem, dāmas un kungi. Priecājos visus šeit redzēt. Turpinam darbu. Un pirmām kārtām darba kārtībā Virģīnijas Rozieras ziņojums. Jums vārds. Yes, jā, jūs vēlaties runāties par, runāt par darba kārtības, eh, par, eh, es atvainojos, par reglamentu punktu. Jā, piedodiet, eh, ka pirms tā Jānīkunga uh, um, aiziešanas nevarēja izteikties. Eh, es gribu runāt par citu jautājumu, kas nav saistīts ar manu ziņojumu. Es gribu runāt par biroju sanāksmi, kas notiks pēc dažām minūtēm un kur tiks izskatīts ļoti problemātisku ziņojumu par 17. pantu. 17. pants, tur ir runa par attiecībām starp reliģiju un mūsu parlamentu. Un tad tur ir 17. pants šai ziņojumā un tur tiek darīts uh, viss, lai tiktu atvieglot reliģijas lobby šeit parlamentā, kad Open Democracy NVO norāda nu, to, ka vairāk miljonu eiro tiek uh, E, tērēti, lai varētu finansēt kampaņas pret sieviešu tiesībām LGBTI un tam līdzīgi, kā mēs varam ko tādu pieļaut reliģijas lobiju likuma darbā. Es vēlos, lai par to tiktu runāts birojā un par to nākamajā plenāra sesijā ar nākamo parlamentu sasaukumu ir jārunā šeit. Mēs nevaram to tikai. Jo, jo, apspriest birojā un dažu deputātu starpā. Tas ir jārunā visu uh, deputātu priekšā. Paldies par šo izteikumu. Jā, to, šo jūsu prasību mēs atzīmēsim protokolā. És most akkor az első napi rendi pontunk. Un tagad gan ķeramies pie darba kārtības pirmā punkta. Tas ir jūsu ziņojums, Viržīnija Ruzjēra, to personu aizsardzību, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpojumiem. Jums četras minūtes. Merci, madame. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Gudētā komisārs, kundz, gudētie kolēģi, šis ir ļoti svarīgs debats Eiropas pilsoņiem, kāds mēs noturam šo pēcpusdienu, jo ir jāatzīst ļoti svarīgo lomu, ko spēlē trauksmes cēlēji. Mūsu demokrātijā ir jābūt uh, prasīgiem caurskatāmībā un arī ļoti prasīgiem attiecībā uz pārvaldību. Ir tiešām jāpalīdz tiem, kuri ir drosmīgi, lai varētu iestāties par sabiedriskām interesēm mūs aizstāvētu. Un arī no nu, mūsu puses mums viņi ir, ir jāaizsargā jāsargā. Eiropas Savienībā ir o, tiešām visattīstītākie noteikumi trauksmes cēlē aizsardzības jomā. Šī direktīva ierakstās ļoti gāri arī Eiropas parlamenta darbā. Jau kopš 2014. gada mēs runājam par iedarbīgu trauksmes cēlē aizsardzību Vairāk kārt arī esam formāli pieprasījuši direktīvas pieņemšanu šajā sakarā. Kopš sasaukuma ļoti daudz skandālu bijuši Futbola līgas, eh, Panama Papers, LuxLeaks un citi skandāli, kas norādīja uz to, cik ļoti trauslā situācija atrodas trauksmes cēlēji. Tālāk arī komerc noslēpuma direktīva raisīja ļoti lielas bāžas, mēģinājām to korģēt pašā tiesību aktā. Taču mēs noteicām, ka mēs balsosim par šo direktīvu, ja tiešām tiks izveidot patiesa trauksmes cēlēja aizsardzība Eiropas Sanības līmenī. Es atceros, 16. gadā debatējām šeit, un toreiz mums skaidroja, ka tas nav iespējams, ka nav pietiekam juridiskā pamata līgumos, lai, lai varētu Eiropas Savienība rīkoties. Taču šodien, trīs gadus vēlāk, mēs diskutējam par šo jautājumu, lai rītdien, es vismaz tā ceru, pieņemtu direktīvu, kas aizsargās trauksmes cēlējus visā Eiropas Savienībā. Parlamentārieši, arī pilsoniskā sabiedrība, citi daudz strādājuši, lai Eiropas Savienība uzklausītu Eiropas pilsoņu satraukumu. Tas nav bieži, bet es tomēr gribētu to izcelt šodien. Es gribu apsveikt Eiropas komisiju un komisāri Jurovas kundzi par viņas darbu un par atvērtību kādu ir izrādījusi komisija, lai varētu mazināt grūtības un rastu risinājumus, lai izveidotu Eiropas Savienības trauksmes cēlēja aizsardzības mehānismu. Tagad mums ir šis tiesību akts, kas ļaus nodrošināt pēc iespējas plašāku aizsardzību trauksmes cēlējiem, kā to prasa Eiropas parlaments 2017. gadā savā iniciatīvas ziņojumā, protams, šajā aizsardzībā arī. Jo, uh, Eh, darbinieki tiks um, aizsargāti, bet arī praktiķi, stažieri, neatkarīgi eksperti un tam līdzīgi. Mēs nevēlējāmies šajā aizsardzībā eh, kādu atstāt nomaļus, un mēs vēlamies aizsargāt arī cilvēkus, kas palīdz trauksmes cēlējiem, kolēģiem, eh, cilvēki, kas ir tuvi trauksmes cēlējiem un kas arī varētu tikt iesaistīti um, um visā šajā procesā, vai viņu, pret viņiem arī tiktu vērt vērsts kāds represijas. Komisijas priekšlikumā arī jau bija ideja noteikti pēc iespējas plašāk aptvērumu, runāt par Eiropas Savienības finanšu jautājumu, fiskalitāti, vidas aizsardzību un tam līdzīgi. Es ceru, ka dalību valstis sekos mūsu kopīgām rekomendācijām. Ceru, ka dalību valsts ies vēl tālāk par darbības jomu, lai varētu transponēt horizontāli pēc iespējas plašāk šo direktīvu. Uh, Arī brīdināšanas mehānismu, kāds esam šeit izveidojuši ļoti spēcīgi un gribam mainīt arī uh, paradigmu. Ir pienākums arī izveidot um, informācijas kanāls uzņēmumu iekšienē, un man ir prieks, kā esam atgriezušies pie sākotnē paredzētā arī pienākumu uh, paredzēt šo iekšējo brīdinājumu. Tas ir pienākums, tas ir jādara, un te Eiropas parlaments ir spēlējis savu uh, Uh, lomu un sniedzis arī uzlabojumus. Mēs tādēļ esam atcēluši šo pienākumu, jo tādēļ trauksmes cēlāji tiktu pakļauti dažādām represijām. Uh, tiesība akts piedāvā ļoti uh, arī labu izvairīšanos no šīm represijām, dažāda veida imunitāti par informācijas iegūšanu. Te arī esam daudz cīnījušies ar dalību valstīm, lai nodrošinātu šo aizsardzību, kā arī. Jo, uh, tad pierādījumu apgriezto slogu, lai tiktu aizsargāti darbinieki, tāda arī informācijas pienākums, finanšu vai psiholoģiskais atbalsts, lai šie cilvēki nepaliktu izolēti. Bieži vien viņi tādi ir, jo viņiem ir darīšana ar multinacionālām kompānijām. Nu, šis ir ļoti ambiciozs tiesību akts. Uh, liels izaicinājums demokrātijām. Paldies ēnu referentiem, kas ļoti aktīvi strādāja šajā dosjē un parādīja, ka tad, kad Eiropas parlaments runā vienā balsī, tad mēs varam uh, sasniegt rezultātus un apgāst pat padomus minoritāro bloķējošo spēkus. Paldies arī komisijai! Paldies, eh, Jurovas kundzei. Nu, jā, un jūs tiešām eh, bijāt kompromisu pilni, un liels paldies visiem. Ceru, ka rītdienas balsojums materializēs šo Eiropas Savienības progresu. Paldies! Köszönjük szépen kedves kollégáknak, és most Viegas. Liels paldies! Un nākamais runātājs Viegas kungs. Senjora prezidente. Priekšādātāji. Liels paldies! Viens miljards eiro ir summa, kas tiek zaudēta dažādu veidu krāpšanas rezultātā Eiropas Savienības budžetā, nu, un tās, nu, tā varētu, piemēram, atbalstīt ļoti lielā mērā veselības aprūpas un izglītības sektoru Portugālē. Tā ir milzīga summa. Ir vajadzīga šādas brīdinājuma sistēmas, un tādiem cilvēkiem kā Julians Astšanš, piemēram, ir jābūt spējīgiem informēt par dažādiem pārkāpumiem, nenonākot tāpēc, nu, ap, apdraudējumā. Un tāpēc jāsaka, ar šo ziņojumu nodrošinam būtisku progresu uz priekšu. Darbs tādējādi varēs turpināties, nodrošinot anonimitāti tiem, kas vēlēsies informēt par šāda veida pārkāpumiem. Un tā tam jābūt. Jo jāsaka, šobrīd trauksmes cēlēji nenol, nereti tiek nosodīti, un eh, tas beigu beigās visu šo situāciju ar krāpšanos vēl tikai tālāk sāsina, un savukārt krāpnieki darb, turpina savu darbību nesodīti. Un tāpēc šis ziņums jāatbalsta. Lies paldies! Nākamais runātājs Libe komitejas pārstāvis būs Pagazaurtundu Ruīzes kundze, lūdzu. Gracias, prezidenta. Paldies, paldies priekšsēdētāji. Jā, man bija tiešām prieks strādāt pie šī ziņojuma Libe komitejā. Um, tas bija tikai atzinums, bet mēs gribējām strādāt pie katra likumdošanas aspekta un iet vēl tālāk par to, ko piedāvāja pagājušā gada aprīlī komisija. Jurīms arī daudz ir palīdzējis, lai izveidot šo Eiropas parlamentu ziņojumu atbilstīgi tam, ko prasa un sagaida sabiedrība. Uh, Mēs vēlējāmies mazināt šo frag fragmentēto trauksmes cēlēju aizsardzību, stiprināt juridisko uh, drošību. Bieži vien trauksmes cēlēji baidās ziņot, jo ir represijas. Uh, dažādi sodi, bet ar uh, šo direktīvu mēs arī tad nodrošinām, ka viņiem tiek uh, piedāvāt ļoti droši uh, ziņošanas kanāli. Mēs aizsargājam pilsonisko pienākumu ziņot, lai tas nebūtu tikai varoņdarbs. Ir papildus garantijas tieši sabiedrības interesēs, jo Panama dokumentu komitejas darbs nebūtu iespējams, ja nebūtu Panamas dokumentu skandāli. Un te mēs runājām par milzīgiem arī nodokļu noziegumiem, kas uh, apzog uh, mūsu valstu kases. Mums šeit ir jāaizsargā sabiedrības intereses kopumā, un tad ceru, ka ar šo direktīvu mēs visi iegūsim, visu to apstiprinās. Paldies! Lielas paldies, un tagad komisijas vārdā došu vārdu komisarai Jurovai. Godātie deputāti, paldies iesakumā, paldies referentai Viržīnijai Rozjērai. Paldies ēnu referentiem un padomas prezidentūrai par šo grūto paveikto darbu. Kā rezultātā mums izdevās panākt strauju vienošanos par šo ļoti svarīgo priekšlikumu. Piekrītu referentei, ka sarunas nebija vieglas, bet mēs jau zinājām, ka strādājam pie kā ļoti svarīga un tāpēc darījam to veiksmīgi. Komisija uzskata, ka panāktā vienošanās ir laba, līdzsvarota, tas ir kompromiss gan aizsardzības jomā trauksmes cēlējiem, gan tāpēc, ka tās spēcina arī ēstiesību aktus. Neseniet skandāli, kā piemēram Dieselgate, Lux dokumenta noku, noplūda, Cambridge Analytica jautājums, nebūtu nācis gaismā, ja nebūtu bijuši šie trauksmes cēlēji, ja viņi nebūtu bijuši drosmīgi. Un šādi aizsargājot trauksmes cēlēju, mēs veicinām to, ka var tikt identificēti šādi krāpšanās gadījumi, korumpētības gadījumi, uzņēmuma ienākuma nodokļu nemaksājumi nemaksāšana, un tādējādi palīdzam sabiedrībai kopumā. Ar šo kompromisu pārliecināmies, ka ir nodrošināta augsta aizsardzības standarta un eh, ir pieejami eh, informācijas kanāli šādas trauksmes celšanai un trauksmes cēlēji tiek mudināti izmantot vispirmām kārtām iekšējos kanālus, eh, gadījumos, kad šāda veida pārkāpums iespējams šādi of, efektīvi novērst organizācijas ietvaros, ir viegli pieejami iekšējiem komunikācijas kanāli, gan valsts, gan privātajā sektorā, visos uzņēmumos, kuros ir 50 darbinieku un vairāk, un tas piedāvā papildu iespējas trauksmes cēlējiem. Bet, un es zinu, tas bija ļoti svarīgs jautājums šim parlamentam, vienlaikus trauksmes cēlējiem ir paredzēta arī izvēles iespēja. Viņi var vienlaikus tieši informēt arī kompetentās varas iestādes, ja uzskata to par nepieciešamu, ņemot vērā lietas apstākļus. Viņš šādos gadījumos saņem pilnu aizsardzību. Šie šis aptvērums kopumā nodrošina to, ka ēst tiesību akti un politikas joms tiks spēcinātas, un tādējādi komisijas centieni vairāk fokusēties uz īstenošanas procesu sabiedrisko interešu vārdā, tiks tikai tālāk spēcināti. To mēs teicām jau 13. gada paziņojumā par labākiem eh, tiesību aktu īstenošanas rezultātiem. Turklāt e, šī būs direktīva, kas paredz obligātos minimālos standartus, un tāpēc dalībvalsts e, vēlas, lai šīs, šīs direktīvas noteikumi tiktu pārlikt arī uz cita veida jomām, izveidot visaptvarošus ietvarus trauksmes cēlēju aizsardzībai. Dalībvalstu atbildībā šobrīd um, tie, tieši rīkoties šādi. Tāpat esam paredzējuši īstenošanas direktīvu pārskatīt pēc iespējas agrāk jau 2025. gadā. Četrus gadus pēc šīs direktīvas transponēšanas. Un šai kontekstā varēsim attiecīgi izvērstēt arī konkrētos jautājumus, tādus kā sociālās politikas joma un aptvērums direktīvai. Tādējādi varēsim padziļināt, izvērtēt to, cik, cik atbilstīgi šī direktīva sadarbojas kopā, piemēram, pašreizējiem tiesību aktiem sociālajā jomā. Pēc tam komisija nāks klē ar politisku deklarāciju, kas tik, tiks pievienota direktīvai pārskata brīdī Nove izvērtējums tiks veikts saskaņā ar 7. direktīvas pantus, un komite, komisija izvērtēs iespēju izvērst direktīvas aptvērumu un piemērojumu citām jomām, pamatojoties uz 153. un 157. līgumu pantu par eh, līgumā par Eiropas Savienības darbību pēc konsultēšanās ar sociālajiem partneriem atbilstīgos gadījumos un saskaņā ar 154. pantu. Noslēgumā Vienojoties par šiem standartiem, Eiropas Savienība parāda savu apņēmību īst, rīkoties pārskatāmi, nodrošināt labu pārvaldību un runas brīvību, kas ir ārkārtīgi svarīgi principi, uz kuriem Eiropas Savienība balstīta. Un turklāt tas ir ārkārtīgi skaidrs un nozīmīgs signāls, ko nosūtam arī pilsoņiem šajā Eiropas vēlēšanu priekšvakarā. Eiropas komisija pilnībā atbalsta līdzlēmēju panākto kompromisu un ar nepacietību gaidu rītdienas balsojumu. Paldies! Nagyon köszönjük mi is. Egy percre Flanagan úrnak adom meg a szót. A Költségvetési Ellenőrző Bizottságot képviseli. Parancsoljon! Paldies, dodam vārdu Flanagan kungam. Paldies! Šie ziņotāji ir pārsteidzoši cilvēki. Viņi ir drosmīgi, viņi uzņems milzīgu risku. Tas, ko izdarījām šodien, cerams, nozīmē to, ka jums vairs nebūs būs jābūt ārkārtīgi drosmīgam, lai kļūtu par šādu ziņotāju. Jo pašlaik manā valstī, ja esat šāds ziņotājs, tev tiešām ir jābaidās, jo tev garīgi spīdzināts, spī, finansiāli tev iznīcinās, un iespējams, ka vairs nekad nebūs spējīgs tā īsti doties pa dzīves ceļu. Un šajā situācijā mums vajadzētu nodrošināt, ka nevienam nebūtu jābaidās par šādu pārkāpumu ziņošanu. Un lai nebūtu tā, ka svilpsta, svilpa viņiem iestrēgst rīklē, ka viņi vienkārši nespēja vairs dzīvot, vairs nespēja pastāvēt. Es ceru, ka mēs esam izdarījuši kaut ko labu, un es tiešām uzskatu, ka tas ir pozitīvs rezultāts. Tā nevienmēr ir. Paldies! Vēl viena svarīga komiteja nodarbinātīgas komiteja lūdzu, lai Hariks kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Komerc noslēpuma direktīvā netiek paredzēta efektīva trauksmes cēlēju aizsardzība, tāpēc bija nepieciešams uh, uzlabot tekstu, un to mums tagad piedāvā Rozjēras kundze savā ziņojumā. Runa ir par sabiedrības interesēm, tādēļ ir taisnīgi, lai aizsardzība būtu pēc iespējas spēcīgāka, aptvērums pēc iespējas lielāks, izņēmumiem jābūt ierobežotiem. Tomēr valstīm arī vēl būs ļoti liela iespēja, kā piemērot šo direktīvu. Tas varētu tomēr arī raidīt satraukumu par iespējamo bloķēšanu, ko varētu īstenot dažas valdības. Eiropas trauksmes cēlāju aizsardzību iestādi būtu jāizveido. To prasīja man grupa Eiropas komisijā, lai nu kā būs jāraug uz ļoti spēt uz efektīvu aizsardzības mehānismu piemērošanu. Piemēram, kā jūs runājāt, komisārs kundze, piemērojot vadlīnijas vai sniedzot interpretīvu tekstu, lai visiem eiropiešiem būtu vienlīdzīga maksimāla aizsardzība, kad viņi vēlēsies celt trauksmi par sabiedrības interesēm kaitējošu prātu praksi. Šis ir īstais brīdis lai arī, lai aizsargātu Žulienu Sanžu. Arī attiecībā uz viņu ir jāpiemēro Eiropas cilvēktiesības žurnālistiskais aizsardzības mehānismi. Paldies! Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság nevében. Paldies, saka priekšsādātāji. Un tagad dodam vārdu no NV komitejas, tātad runātājam Omarģī kungam. Lūdzu. Paldies, komisārs kundze. Jūs sakāt, ka vēlties aizsargāt trauksmes cēlējus. Ļoti labi. Bet kas palīdzēs Žulienam Asanžam? Eiropas uh, gods būtu atzīt, ka mēs esam viņam parādā. Neaizmirsīsim, ka Žulians Asanžs bija tas, kurš atklāja masveida ASV īstenāto, īstenoto spiegošanu pret Eiropas Savienības valstīm, kas ir ASV sabiedrotie. Tagad mūsu pienākums ir Asanžam piešķirt patvērumu. Jūs zināt, ka viņš. Uh, riskē nokļūt Amerikas Savienotajās valstīs, tur viņš tiks izdots un ar šo direktīvu mēs gribam aizstāvēt trauksmes cēlā, cēlājus pret to, ka viņi netiek terorizēti. Mums tagad ir jāaizsargā visi, kas tiek vajāti, tiesāti, dažkārt pat nogalināti, maksā ārkārtīgi dārgu cenu par to uh, labumu, ko viņi sniedz sabiedrības interesēm. Un tas sākas ar šodienu, ir jāpie, jāatbrīvo Žulians Asanš. Lielas paldies! Kultūras komitejas vārdā Kuntis kungs vienu minūti. Lielas paldies! Priekšsēdētāji kolēģi! Džuliana Sanža arests ir nākotnes vīzijums. Vīzijas atvainojas eh, tur, kur mums ir represijas eh, neoliberālisms, neonacisms, tas viss eh, šādā skatījumā varētu novest pie krimināla sodāmības. ASV uh, eh, arī veids dažādas barbariskas eh, darbības Afganistānā, daudzās citās valstīs, un to visu atklāja Wikileaks. Uh, un pašlaik Assange šī visa dēļ ir kļuvis par uh, valsts ienaidnieku numur viens ASV. Uh, Mums ir skaidri jānorāda, ka šāda pētnieciskā žurnālistika ir ārkārtīgi svarīga pārskatāmībai, demokrātijai, un Asanģa arests attiec uz visiem mums. Mums ir jāizsargā viņa tiesības, ja mēs vēlamies nodrošināt labāku un citādu nākotne Eiropai. Mums ir jāapvienojas pret šāda veida uzbrukumu brīvajai žurnālistikai. Paldies! Eh, Atondo kungs, AFCO komitejas vārdā lūdzu, jums vien minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Jā, es uzskaitu, ka šodien mēs spērām ārkārtīgi lielu soli caurskatāmības virzienā, sabiedrības interešu aizsardzības virzienā un uh, tiesību virzienā. Šis ir milzu solis, lai varētu aizsargāt ētiku uh, tirzniecībā un sabiedriskajā darbā. Vēlos apsveikt Viržīniju Rozjēru, jo viņa ir paveikusi milzīgi darbus. Apsveicu arī komisārs kundz, dāmas kungi kolēģi, uzskatu, ka trauksmes cēlēji nav noziedznieki. Viņi ir paraugu pilsoņi, bet, diemžēl, ir ļoti, ļoti daudz piemēru par to, ka viņi ir cietuši no milzu uh, represijām, viņi ir zaudējuši savu darbu, izbeiguši savu profesionālo karjeru, viņi ir vajāti līdz pat bankrotam, un viņi ir uh, arī ir pat uh, dažās valstīs nonākuši cietumā, un tas nav iespējams, tas tā nevar būt. Tam ir jāpieliek punkts. Šī direktīva ir ļoti laba, tā ir pilnīga. Un kā jau tas arī tika teikts, te tiek atspogļot visu politisko grupu viedokļi. Es tikai ceru, ka valdības labi, ātri transponē šo direktīvu. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājiem. Tagad Politisko grupu vārdām dodam vārdu Eiropas Tautas partijas grupas vārdā Aksels Voss. Priekšādātā paldies, paldies arī jums, komisārs kundze, par šiem ļoti daudzsološiem priekšlikumiem. Nu, tikai skumji, ka tam visam vajadzēja notikt tādā laika spiediens rezultātā šī sasaukuma noslēgumā, jo iespējams, ka nebūtu bijis šī laika spiediena, varbūt būtu varējuši nonākt vēl pie kā labāka. Tomēr gribu mūsu ēnu referenta vārdā, Diģēku, teikt, vārdā teikt lielu paldies referentei Viņi tiešām ieliek tur milzu entuziasmu un kaismi un uh, strādā vienkārši izcili. Paldies arī pārējiem mēnu referentiem. Nu, esam nonākuši pie tāda tiesība akta, kur tiek runāts par aizsardzību trauksmes cēliem. Es domāju, ir arī pēdējais laiks, kad mums tiešām šāda aizsardzība būtu jānodrošina un jāizstrādā noteikumi tieši tā, kā par to tika runāts. Es domāju, ka tas ir labi. Un tas ļoti labi atspoguļas arī šai kopējā kompromisā, respektīvi, ka šīs tiesības ir mūsu visu Uh, dzīves pamatā. Tās ir jāizvērtē, mums ir jāsaprot, kas ir taisnīgi, kas ir savukārt pretrunā tiesību aktiem. Un uh, nevar pieļaut to, ka kaut kādas morāli vai ētiski nepieļaujamas lietas netiek uh, identificētas. Un tam visam līdz ar to ir tāds tiesiskuma pamats. Tāpēc uzskatu par ārkārtīgi labi arī, arī to, ka MVU šai gadījumā piemēram, ir nodrošināta atbilstīga īstenošanas noteikuma, jo, piemēram, konkrēta noteikuma īstenošana būtu ļoti dārga, bet esam spējuši rast tādu veidu, kā šos izdevumus un pienākumus samazināt, piemēram, izveidot atbilstīgas, piemēram, biedrības vai um, organizācijas, un esam raduši tādu informācijas modeli, ka nevis uzreiz šim cilvēkam jāvēršas pie preses, bet vispirmām kārtām var iespējams to iekšējā veida kārtā nokārtot un tad arī vēršoties pie varas iestādes iestādēm. Lielas paldies vēlreiz par visiem šiem eh, priekšlikumiem, kas tika iestrādāti dokumentā, un domāju, ka mēs kā tautas partija varēsim to pārliecinoši balsojumā arī atbalstīt. Paldies, Kaufmanis kundze. Divas minūtes. Sociāldemokrāta grupas vārdā. Priekšādātāji, paldies! Godātie kolēģi! Šodien ir tiešām man ļoti īpaša diena. 28 gadus pēc tam, kad strādāju kā novērotāja jaunajā pavalstī Eiropas parlamentā, ierados šeit Eiropas parlamentā, un tagad jāsaka, šī ir pēdējā reize, kad uzstājos šī parlamenta plenāra sesijā. Gribu izmantot līdz ar to šo iespējumu, lai teikt jums visiem lielu paldies! Darbs kopā ar jums, godātie kolēģi! man ir darījis daudz prieka, un esam kopīgiem spēkiem cēluši Eiropu. Šis parlaments ar tā deputantiem no daudzām dažādām valstīm patiešām ir kaut kas unikāls, un mums patiešām ir izdevies panākt ļoti daudz ko kopīgiem spēkiem. Un to, un tas Un, un tieši tāpēc mums vienmēr ir jāturpina cīnīties par šo projektu. Nekad neikstam ļauties šiem populistu un nacionālistu centieniem uh, nomelnot šo Eiropas projektu vai sagraut to. Godātie kolēģi! Rītdien dosim zaļo gaismu tādam Eiropas Savienības tiesību aktam, kas nodrošina visu Eiropas aizsardzību trauksmes cēlējiem, cilvēkiem, kas vēlas informēt par tiesību tie, Eiropas Savienības tiesību aktu pārkāpumiem. Tas ir milzu panākums Eiropas pilsoņiem, un tas ir milzu panākums arī mums, eh, parlamenta deputātiem. Mēs ilgi esam prasījuši šādu veidu aizsardzību un esam par to cīnījušies. Lūk, rezultāti. Es patiešām ceru, ka daudzi kolēģi kas atkal piedalīsies šais vēlēšanās un e, nāks, izmantos šo piemēru un daudz citus pozitīvus tiesību aktu piemērus e, savā komunikācijā ar pilsoņiem un sasaistīs kopā ar šo Eiropas projekta vēsti, ņemot vērā, ka tieši šis projekts dod pievienoto vērtību mūsu visu dzīvē. Es patiešām esmu lepna, ka varēju šai projektā līdzdarboties. Paldies! Köszönjük szépen, képviselő asszony! Paldies! Saka priekšsēdētāji, tagad vārds Tomašeķis kundzei uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Ir svarīgi, ka mēs runājam par šo priekšlikumu, par trauksmes cēlēju aizsargāšanu laikā, kad Julians Sančs ir ticis arestēts un kad ir aizvien vairāk dažādu veidu uzbrukumu žurnālistiem. Esmu ārkārtīgi priecīga, ka mums ir izlīdzsvarots ziņojums, kas aizsargās dažāda veida cilvēkus, kas atklāja sabiedrībai svarīgu informāciju. Bet, lai šī aizsardzība darbotos pareizi, sabiedrībā ir jānodrošina atbilstoši apstākļi, kur šādus cilvēkus viņu devumu novērtē un kur uh, organizācijas darbojas pārskatām un profesionāli ar saņemto informāciju šādu informāciju nevarētu uzskatīt par kaut ko garantētu, jo tad būtu iespējami manipulēt. Šai informācijai jākalpo par pamatu tālākai izmeklēšanai un patiesības atklāšanai. Treškārt, ir, efekt, ofi, ir efektīvi jādarbojas tiesība aizsardzības iestādēm un tiesu iestādēm, kas arī ir svarīgs jautājums dažās valstīs, un tas ir pēc iespējas ātrāk jārisina. Paldies, saka priekšsēdētāji. Tagad vārds Kavad kungam uz divām minūtēm. Alts, grup, Alts grupas vārdā lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Ja mēs tomēr uh, skatāmies uz to, ko esam panākuši šajā Eiropas parlamenta sasaukumā, mēs esam nodrošinājuši Eiropas pilsoņiem privātu datu aizsardzību un pat arī Amerikas likuma pieņēmēji iedvesmojas no mūsu darba, lai Uh, lietotāji nebūtu tikai lielo internetu milžu gāfes uzņēmumu ķīlnieki. Ja mēs raugāmies uz uh, šiem mūsu pieciem gadiem darba, tad mēs redzam, ka ir paveikts uh, milzīgs darbs. Ja Snowden kungs būtu Eiropietis, tad uh, viņš uh, nebūtu tagad kaut kur trimdā nelielā maska, piemaskavas uh, dāčā. un pret viņu neuzbruktu visi spiegi, kas tagad arī viņu grib izdot ASV, kur viņam droši vien liktenis būtu visai baiss. Eiropa ir ne tikai brīnišķīga ekonomiskā vienība, kas ir spējusi atcelt savus iekšējās robežas, bet uh, šīs uh, kontinents ir arī tāds, kas iestājas par uh, individuālajām un sabiedrības brīvībām, un es te pateicos divām izcilām sievietēm, Rozjēras kundzei, kas izcili vadīja šo darbu, un pateicos Jurovas kundzei, komisārei. Mēs tik daudz sliktu sakām bieži par Eiropas komisiju, taču šis tiesību akts ir ļoti būtisks vislabākajā nozīmē. Un arī, ja šis uh, darbs ir ļoti svarīgs uh, cīņā pret visiem, eiroskeptiķiem un visiem tiem, kas uh, vēlas tādu Eiropu, kur vairs uh, nevienai interesē nebūtu vērtības. Paldies par jūsu darbu! Liels paldies, un tagad vārds Paskālam Durānam zaļo vārdā. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Eiropa, kas aizsargā sabiedrības intereses, Eiropa, kas aizsargā Eiropas Savienības pilsoņus kopumā. Šāda Eiropas Savienība ir iespējama. Nav nepieciešams iziet no līgumiem, noslēgties robežās, gluži pretēji. Šī Eiropa jau pastāv. Uh, Bet laikā, kad tiek apdraudēta demokrātija, kur tehnokrāti tumsuņus uzbruku demokrātijai, šī Eiropa, Eiropas demokrātijai ir nepieciešami trauksmes cēlēji, tādi pilsoņi, kas saceļas, kas ziņo, nosoda par praksi, ko daži gribētu slēpt. Lūk! Tas notiek šodien, tas ir tas, ko panākuši esam mēs, Eiropas parlaments, kopā ar Eiropas komisiju. Paldies jums, Jū, Jūrovas kundzei, arī Timermaņa kungām, paldies Viržīnijai Rozjērai un visiem citiem, kas strādāja pie šī tiesību akta. Bet vēl, kas ir svarīgāk arī par šo tekstu, likumu projektu, tas, ka Eiropas parlaments ir vienots Tad, kad Eiropas parlaments vēlas iestāties par sabiedrības interesēm, tad nekas to nevar apturēt, nec konservatīvisms, nec lobiji, un mēs varam virzīt uz priekšu tiesības un demokrātiju. Paldies! Kas tā dola? Liels paldies! Un tagad vārds Kastaldo kungam, FDD vārdā. Lūdzu, pusotru minūti. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze! Visbeidzot, mums ir izdevies pieņemt direktīvu, ko gaidīja visa Eiropa jau gadiem. Tiek uzskaitīts, ka uh, nodokļu, korupcijas apzakšanas rezultātā mums maksā Eiropas Savienībai. Uh, vairākus miljonus eiro, un arī par spīti tam līdz šim mums vēl nebija specifiski noteikumi, lai varētu aizsargāt trauksmes cēlējus. Tie cilvēki, kas vienmēr ir pirmajās fronts līnijās šai cīņā, viņu vidū ir Eiropas Savienības labākie pilsoņi, labākie žurnālisti, kas veic izmeklēšanu, kā arī zinot, ka <clears throat> viņi cīnās par patiesību, un mums ir jāpateicas šiem cilvēkiem un mēs visi esam viņiem parādnieki. Mēs nevaram pieļaut, ka viņi tiek izslēgti no sabiedrības. Šie cilvēki ir jāaizsargā, jo vairs nevar notikt tas, kas notika ar Dafni Galīciju 2017. gadā, Janu Kušek 2018. gadā. Šī direktīva pārēdz uh, Uh, šo cilvēku atbilstīgo aizsardzību, gan aizsardzību trauksmes cēlējiem un viņu tuvākiem. Dalība valstis var arī vēl vairāk iet uz priekšu mūsu noteiktajiem minimālajiem standartam. Tādēļ ir paradoxāli, kolēģi, ka pirms šīs direktīvas pieņemšanas, par to runāsim rītdien, apvienotajā karalistē tiek aizturēts Julians Assange, Wikileaks izveidotājs. Un kā Viņš mūs informē par to, ko mēs nekad nebūtu uzzinājuši. Assange nevar uh, izdot ASV, viņu tur var, viņam tur var piespriest nāvis sodu, un es to nevaru pieļaut manā Eiropā. Paldies! Tagad Zamita kungam vārds lūdzu. Tautas partijas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Komisārs Kundze, es gribētu teikt, ka tad, kad mēs balsosim rīt par šo tiesību aktu, tā būs tā īstā diena, kad šādas lietas darīt, jo rīt ir paga būs pagājuši 18 mēneši kopš pētnieciskās žurnālistes eh, Dafnes Karvanas Galicijas nogalināšanas. Un tieši šajā kontekstā mums ir jāsaredz, cik svarīgs ir šāds tiesību akts. Tas pauž skaidru vēstījumu, ka Eiropas Savienībā mēs gribam aizsargāt šāda veida žurnālistus. Man tiešām bija liels gods kopā ar kolēģiem strādāt pie šī te tiesību akta, uh, Tieslietu komitejā un arī kā atbildīgais par kultūras un plašsaziņas līdzekļu jautājumiem. Un es to darīju nevis tikai tāpēc, ka ir jānodrošina lielāka aizsardzība ziņotājiem un arī trauksmes cēlējiem un arī žurnālistiem, bet uh, lai es varētu arī aizsargāt pilsoņus jo pateicoties eh, žurnālistiem un trauksmes cēlējiem, pilsoņi saņem informāciju, uz kuru viņiem ir tiesības. Dalību valstīm ir jānodrošina, ka šī direktīva tiek pareizi īstenota un ka tiek aizsargāti trauksmes cēlēji atbilstoši tiesību aktiem, nevis uh, tam, ko vēlas esošā valdība. Mums ir jānodrošina, ka pilsoņiem ir tiesības piekļūt informācijai, ko citādi viņi neuzzinātu. Paldies! Tagad vārds koferatī kungam uz vienu minūti. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja komisārs kundze. Uh, Caurskatāmība politiskajā, institucionālajā darbā, ekonomiskajā jomā šī caurskatāmība ir fundamentāli svarīga, lai varētu aizsargāt sabiedrības intereses un uh, stiprināt demokrātiju. Tas uh, Eh, ko mēs šeit darām, ir solis ļoti svarīgā virzienā. Jautājums ir delikāts un pateicamies šiem drosmīgajiem, cēl, eh, drosmīgajiem cilvēkiem, trauksmes cēlējiem, kas pēdējo gadu laikā mums ir atklājuši Panamā dokuments kanālu, paradīzes dokuments kanālu, Luxlīgs un tam līdzīgi. Uh, Un eh, beigu, beigās viņi kļuva par upuriem, jo nekas viņus neaizsargāja. Taču šī mūsu tagad noteikta aizsardzība ir ļoti svērīga, lai arī varētu veicināt eh, pozitīvu arī pilsoņu rīcību nākotnē. Paldies jums, paldies referentiem, kas strādāju pārliecība. Pēc tam jums arī vēl būs svarīgs uzdevums. Uzskaitu, ka Eiropas komisijai būs jāuzrauga tas, kā dalība valstīs tiks īstenots tas, par ko balsosim rītdien. Valstis, kuras neīstenos šo tiesību aktu, vienkārši pieļaus, pieļaus lielu kļūdu. Un es ceru, ka arī turpināsiet darbu, lai valstis tiešām transponētu šo direktīvu. Paldies! Dienas. Paldies, Jūlija, redzu vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Gan drīz pirms trīs gadiem zaļā, zaļo partija grupa nāca klajā ar dokumentu priekšlikumu par šādu ziņotāju aizsardzību. To sagatavoja kopā pilsoniskās sabiedrības pārstāvi žurnālisti un politiķi, un tā bija reakcija uz tirzniecības noslēpumu direktīvu, kas tika pieņemta un kas apdraud šāda veida trauksmes cēlājus. Un mēs tagad saprotam, ka var atbilstīgi rīkoties e, šādu trauksmes cēlēju gadījumā, un Lūkslīgs gadījums parādīja, ka šāda aizsardzība ir vajadzīga. Un šī direktīva nodrošinās, ka tirdzniecības noslēpums nevar izmantot pret e, ziņotājiem. 2015. gada gadā trauksmes cēlājs, eh, kurš atklāja Lukslīka eh, gadījumu, saņēma eh, pilsoņu balvu, bet pēc gada viņu apsūdzēja un tiesāja tieši tāpēc, lai iebiedētu. Tagad komite, komisija un parlaments ir beidzot apņēmušies darīt to, kas ir jādara, un dokumenta projekts ļoti skaidri parāda to, ko mēs jau pieprasījām 2015. gadā, ka trauksmes cēlēja aizsardzībā ir priekšroka salīdzībā ar komerc noslēpumiem, un tagad eh, trauksmes cēlēja varēs beidzot izmantot Eiropas Savienības aizsardzību, un es gribētu pateikties visiem kolēģiem, kas pie šī dokumenta strādā, jo tas ir milzīgs solis uz priekšu Eiropas pilsoņiem. Paldies. Vārds Pāvlam Svobodam lūdzu. Priekšādātāja komisāra, komisārs Kunz, Eiropas Savienība gal galā ir tiesību savienība. Un, ja mēs kā savienība vēlamies darboties atbilstīgi, funkcionēt atbilstīgi, tad, protams, ir jāievēro pašiem savi noteikumi un likumi. Uh, Un tāpēc mums jāpārliecinās, ka šai 21. gadsimta sarežģītajā sabiedrībā šīs visa veida tiesības tiek ievērotas. Tieši šiem iemesla pēc ir nepieciešams trauksmes cēlēju tiesības aizsargāt. Viņi ir tie, kas informē par dažādiem pārkāpumiem tiesību īstenošanā. Un skaidrs, ka nevar būt tā, ka. Mm, šāda veida mm, pārkāpēji var izmantot modernas tehnoloģijas, lai vērstos pret trauksmes cēlējiem. Nē, nereti šiem trauksmes cēlējiem draud nopietni, ehm, nopietnas apdraudējums. Mums ir jāpārliecinās, ka viņi samērīgā kārtā tiek aizsargāti. Arī Te, protams, nerunājam par kaut kādu cīņu, piemēram, starp darba ņēmējiem, darba devējiem. Nē, ļoti labi, ka nonākam pie līdzsvarota, izsvērta kompromisa, un to varēsim atbalstīt arī balsojumā. Regner, parancējam. Evelīna Regner tālāk, paldies. Vara kaut kādā veidā ir jākontrolē, un trauksmes cēlēju tiesību akts pilnīgi noteikti dos te savu ieguldījumu. Šie drosmīgie trauksmes cēlēji ir jāaizsargā, un par to arī runājam šajā tiesību aktā. Vēlos runāt par Antālu Deltūru un uh, eh, Rafaelu Rīrenu. Viņa abi bija cilvēki, kas bija faktiski īsti varoņi un kas maksāja gan par to arī cenu. Lukslīgs, piemēram, ļāva identificēt visus šos nodokļu krāpšanās skandālus. Un mums ir vajadzīgi soļus priekš, lai nodrošinātu lielāku pārskatāmību un aizsardzību trauksmes cēlājiem par viņu drosmi eh, un izteikties vērsta gaismu uz šiem jautājumiem. Paldies Viržīnie, paldies Jūrovas kundzei, bet paldies arī visiem citiem deputātiem, kas līdzdarbojās eh, izstrādājot šo dokumentu. Mēs tādējādi parādījām, ka esam parlaments, kas apzinās, cik ļoti liela atbildība gulst uz mūsu pleciem, un uzņēmāmies šeit arī paši iniciatīvu. Paldies! Paldies! Eva Žalīnā, kamā runātāja. Priekšsēdētāja, komisārs kundze. Šī direktīva trauksmes cēlējiem parāda, ka ir iespējams mainīt Eiropu. Tam ir vajadzīga tikai politiskā griba, optimisms un darbs. Jo Jāsaka, Eiropa, protams, nav šobrīd visu sapņu piepildījums, bet mēs neatsakāmies no tā, jo 2015. gadā komisija teica, ka tiek gatavots dokuments, bet ka nebūs iespējams um, aizsargāt um, trauksmes cēlēs. Mēs, kā zaļie, tāpat laikā teicām, nē, ir tas jādara, ir vajadzīgi šāds, vajadzīgs šāds dokuments, mēs strādājam pie direktīvas un pierādījām Junkerkungam, ka to ir iespējams izdarīt. Trauksmes cēlēju aizsardzība nozīmē demokrātijas aizsardzību. Tas nozīmē sabiedrības interešu aizsardzību un to likšanu virs uzņēmē darbības interesēm. Tieši pacelsoties tādiem drosmīgiem cilvēkiem kā Antoāns Steltūrs, tika atklāti lukslīgs un visa šī nodokļu krāpšanās. Trauksmes cēlēja aizsardzība ir uzvara mūsu, mūsu darbam. Un tā ir uzvara, kas jāsaka man īpaši tuvu sirdī. Másfél percre parancsoljon. Paldies, Kaļo kungs, vien pusotru minūti. Priekšādātāji, komisārs kundze, godātie kolēģi, mēs visi esam viensprātis kādi ir, par to, kādi ir tie principi, kas nepiec, ko nepieciešams aizsargāt sabiedrisko interešu vārdā. Un trauksmes cēlē ir pelnījuši aizsardzību. Šiem iemesliem pēc arī spējām vienoties par šo direktīvu un pārliecinamies, ka trauksmes cēlēji sabiedrībā tiks aizsargāti. Un jāsaka, viņiem šī aizsardzība pilnīgi noteikti ir vajadzīga. Neviens jau neapšauba eh, šādu nepieciešamību. Ja kāds uh, informē par darba tiesību pārkāpumiem, par to ir jāspēj nesodīti informēt attiecīgas varas iestādes. Tas pats attiecas arī, piemēram, uz nodokļu krāpšanos. Nu, un te, to visu mēs īstenojam kopīgi interešu vārdā. Mums ir šim jautājumam jāpiet ļoti nopietni un arī līdzsvaroti. Mums jāspēj novērst konflikti starp, bet šķiet, ka šī panākā direktīva tiešām ir labs, veiksmīgs kompromiss, kas ļaus darba pasaulē situāciju uzlabot un cīnīties pret dažāda veida nelegālu praksi. Ar šo tekstu panākam atbilstīgo delikāto līdzsvaru no vienas puses starp valsts interesēm un valsts drošības vai m, mm, prasībām, un no otras puses nepieciešamību atklāt šāda veida pārkāpumus. Ļoti labs teksts. Paldies nākamā runātāja Anna Gomeša. Direktīva par transparenci integritāti no Unija Europaja. Priekšādātāji. Šī direktīva veicina Eiropas Savienības integritāti un pārskatāmību. Tas ir ārkārtīgi svarīgs elements cīņā pret š, uzņēmumu praksi, piemēram, īstenot dažādu veidu pārkāpumus, kas beigu beigās kaitē mūsu interesēm. Ir virkne tādu jautājumu, ko nav vienkārši atrisināts starp darba ņēmējiem un darba devējiem, un šajos gadījumos ir nepieciešams domāt par interešu aizsardzību. Uh, Atcerēsimies, piemēram, eh, Dafnes, eh, žurnālistas Dafnes mm, Galīcijas eh, noslapkavošanu Maltā un Luks Līks skandālu. Un Rudolfo Armano situāciju gadījumu Šveicē, tāpat arī visas šīs informācijas noplūdes futbola jomā. Mm, vienmēr ir nu, dažādi advokāti, juristi, kas ir gatavi iet tālu, lai vērstos pret šādu veidu informācijas sniedzējiem un lai šie noziegumi ne, nenāktu gaismā. Bet sabiedrības interesēs ir atgūt šādā veidā zaudētos līdzekļus, tā tas ir arī Portugāles gadījumā. Viržīnī beig beigās liels paldies jums, paldies visiem kolēģiem, kas strādā pie šīs direktīvas. Paldies, nākamais runātājs Devits Kāza. Thank you. Elīša Laina, lūdzu. E paldies, paldies arī referentei Vēržīnijai. Tiešām esmu aizkustināta uzrunāt jūs šeit plenārsēdē pēdējo reizi, īpaši jau apstiprinot šo ļoti svarīgo direktīvu. Mēs eh, stāru grupa ITKO esam jau par to cīnījušies kopš sasaukuma sākuma. Bija jānosaka minimālai aizsardzības standarti trauksmes cēlējiem visā Eiropā, lai šis mehānisms būtu uzticams un lai varētu atklāt tādus skandālus, kāds bija Luxlīgs un Panamas dokumentu gadījumā, viņi ir pelnījuši pilnu aizsardzību un nevis uh, sodus un represijas. Viņi iestājas par sabiedriskām interesēm. Es ceru, ka Eiropas parlaments nosūtīs ļoti spēcīgu signālu. Uh, piecus gadus esmu ļoti lepna bijusi Eiropas federālista, esmu vēl joprojām un vēl vairāk pārliecināta, ka mēs varam atbildēt uz nākotnes izaicinājumiem. Un tad skaistākā lieta pēc šiem pieciem darba gadiem kopā ar kolēģiem es iestājāmies par vienām un tā pašām vērtībām, īstenojam viens tās pašas cīņas un kopā atbildam uz konkrētiem uh, problēmām, ko, ar ko saskaras. Uh, sabiedrība. Paldies par šo darbu un visiem veiksmīgu darbu. Paldies. Tagad vārds uh, Gazkungam. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs esam tikai dažus soļus līdz, Eiro, līdz vienošanās panākšanai par Eiropas tiesību aktu, kas aizsargātu trauksmes cēlējus. Tādējādi trauksmes cēlēji varēs vieglāk ziņot par trūkumiem, bet svarīgākais ir tas, ka viņus aizsargās neatkarīgi no tā, vai viņi iesniedz šādu ziņojumus iekšēji vai kādām iestādēm, varbūt valsts vai Eiropas iestādēm. Par šo jautājumu esmu runājis jau gadiem un uzstājis uz Eiropas līmeņa noteikumiem trauksmes cēlēja aizsardzībai. Tagad esmu priecīgs, ka šādu aizsardzību nodrošinās tad, kad tiek iesniegti ziņojumi par Eiropas tiesību pārkāpumiem, piemēram, naudas līdzekļu legalizāciju vai vidas pārkāpumiem. Savas karjeras laikā esmu redzējis, cik svarīgi un cik drosmīgi trauksmes cēlēji ir, tostarp arī, lai palīdzētu pētnieciskajiem žurnālistiem. Šeit gribētu pieminēt Dafni Korvanu Galiciju, kuru nogalināja. Un arī tos trauksmes cēlājus, kuriem Malta nesniedz aizsardzību. Mēs esam ļoti daudz ko piedzīvojuši priekšsēdētājas kundze, un es gribētu pateikties Juravas kundzei par to, ko viņa mēģina panākt. Gribu pateikties arī Jānai Gomešai, Makavēs kundzei un citiem kolēģiem, kuri ir sapratuši, kāda ir situācija mūsu valstī un cik svarīgi ir nodrošināt aizsardzību pētnieciskiem žurnālistiem. Paldies, saka priekšsēdētāji, un tagad sākam brīvā mikrofona procedūru. Pirmais runātājs būs Marijas kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs runājam par kaut ko ārkārtīgi svarīgu. Proti, trauksmes cēlā aizsardzību šie cilvēki var informēt iestādes. informēt par tādām problēmām kā nodokļu krāpniecību, cita veida krāpniecību, naudas līdzekļu legalizāciju un tam līdzīgi. Mēs jau esam vairākas reizes runājuši par trauksmes celāju jautājumu lūgumrakstu komitejā un arī šeit uh, plenāra sēdē ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt aizsardzību šiem cilvēkiem, jo ja šādas aizsardzības nebūs, tad daudzi skandāli nemaz nenonāks atklātībā. Mēs par to nezināsim. Jo īpaši, ja mēs runājam par daudznacionālām korporācijām, atsevišķiem cilvēkiem, uzņēmumiem un tā tālāk, šie pārkāpēji ir jāsota. Un tas notiks tikai tad, ja mums būs trauksmes cēlāji un mēs viņus aizsargāsim. Tāpēc es uzskatu, ka šis jautājums ir ļoti svarīgs. Paldies! Epidēvs kungam vārds uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Trauksmes cēlāja aizsardzība ir ļoti nopietnas un jutīgs jautājums. Nav nekādu šaubu par to, ka tie, kas atklāja dažāda veida rīcību, kas kaitē sabiedrībai, piemēram, izvairīšanos no nodokļu nomaksas, krāpniecību, vidas piesārņošanu. Jautājums, kas skar iekšējo drošību, tās ir nelegāls darbības, kas ir jāatklāj, un arī valstī tās ir jānovērš, lai valsts kā tāda varētu atbilstoši funkcionēt kad šie cilvēki tiek iebiedēti vai pat atklāti, atklāti tiek viņiem draudēts, tad viņi nevar darīt to, kas viņiem ir jādara, tad neatklāja šīs te daudzās problēmas. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai trauksmes cēlāji tiktu aizsargāti no šantāžas, no tumšo spēku draudiem. Es tiešām uzskatu, ka šis dokuments ir ļoti Eh, labs, iet pareizā virzienā, un tas mums būtu jāatbalsta. Paldies, vārds Jurovas kundzei. Trīs minūtes komisijas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti. Gribu pateikt paldies par jūsu komentāriem un gribētu arī aicināt jūs balsot par kompromisa dokumentu. Un ņemot vērā to, ka jūs ļoti pozitīvi izteicāties, es tiešām ceru, ka rīt balsojums būs pozitīvs. Kā daudz no jums norādīja, mums ir jāpievēršas tam, lai nodrošinātu pilnīgu un pareizu direktīvas pārcelšanu visu valstu tiesību aktos. Paldies! Paldies! Tagad vārds referents kundzei Rozjērs kundzei uz divām minūtēm debašu noslēgumam. Paldies, paldies priekšsētājs kundze, paldies kolēģiem par izteikto atbalstu. Paldies par iedrošinošiem vārdiem, apsveikumiem. Tiešām es arī vēlos jums pateikties. Arī paldies Rumānijas prezidentūrai un komisārei. Es negribētu, lai rastos tāds uh, viltus iespējas par šo vienprātību attiecībā uz šo tiesību aktu. Nu, nebija tā, ka sarunas bez, būtu bijušas bez grūtībām, jo mums bija vispirms jau ļoti maz laika. Un es domāju, tiešām tas ir tāds kolektīvs darbs, uzteikums mums visiem par to, ka mēs varējām vienoties par ļoti labu likuma projektu un to izdarīt līdz sasaukuma beigām. Tas tiešām lieliski, bet viegli tas nebija. Visi, protams, vēlas iestāties par trauksmes cēlēju aizsardzību, tomēr gribu atgādināt, ka mums bija arī pretinieki, īpaši jau no dažām valstīm padomē. Caurskatāmības un informācijas labād arī ir jāapzinās, ka viss nebija tik vienkārši. Ir, diemžēl, dažas dalība valstis nebūtu ne tās mazākās, īpaši jau Francija, Ungārija, Austrija. Uh, kas mēģināja samazināt šī eh, tiesība akta spēku. Ja mums ir izdevies sasniegt ambiciozo rezultātu, tas ir pateicoties visiem īpaši nevalstiskām organizācijām. Paldies jau par viņu ikdienas darbu kopā ar trauksmes cēlējiem, tad arī jo, viņi bija tiešām ļoti pārliecināti par šo tiesību aktu. Paldies Rumānijas prezidentūrā, paldies komisijai, kas darīja visu, lai mēs varētu vienoties. Paldies kolēģiem, kas mobilizējās, lai izdarītu spiedienu savām valdībām, lai mums eh, šī vienošanās būtu. Tas ir brīnišķīgs piemērs par Eiropas parlamenta lomu. Mēs te pārstāvam Eiropas sabiedriskās uh, intereses, pilsoņu intereses, un arī mēs varam ietekmēt likuma procesu. Ir ļoti svarīgi, lai pilsoņi to apzinātos arī pirms vēlēšanām. Lielas paldies, lai visiem jogdien! Így van, képviselő asszony, gratulálunk, és még egyszer köszönjük ezzel a vitát. Paldies, tieši tā. Beidzam debates un balsošana notiks rīt. Godātie kolēģi, tagad pārējiem pie nākošā jautājuma darba kārtībā. Komisijas paziņojums par tiesiskumu Rumānijā. Nosākumu es gribētu dot vārdu Jurovas kundzei, kura pārstāv komisiju. Priekšsēdētāji, deputāti, Komisija jau ļoti skaidri parlamentam ir norādījusi, un ne tikai parlamentam, ka mēs ļoti cieši un ar lielām bažām sekojam tam, kas notiek ar tiesiskumu Rumānijā. Mēs esam atkārtoti norādījuši, ka Rumānijai ir atkal jāatjauno reformu process un jādara tas neatliekami. Tas nozīmē, ka ir jāvirzās uz priekšu, nevis atpakaļ, un ir jāturas no jebkādām darbībām, kas uh, izdzēstu iepriekš eh, panākto progresu. Komisija un jo īpaši eh, Timermans kungs ir personīgi iesaistījušies eh, darbā ar premjerministru Dančilu un arī attiecīgiem ekspertiem, tiekoties vairākas reizes konstruktīvās sarunās un uzturot dialogu. Komisija vienmēr ir norādījusi, ka runāšana runāšanas pēc nebūs, pietiekama un ka tiek gaidīts konkrētas darbības no Rumānijas puses un labāk ātrāk nekā vēlāk. Komisāra kolēģija pirms divām nedēļām apsprieda šo situāciju un, diemžēl, mēs vēl neesam secinājuši, ka Rumānija ir atgriezusies uz pareizā ceļa. Ja mūsu šaubas netiks kliedētas, komisijai būs jārīkojas un jāizmanto tai pieejamie līdzekļi. Šodienas diskusija nav par tehniskiem jautājumiem vai par jaunākās informācijas sniegšanu par to, ka, piemēram, tiek novērstās problēmas, eh, kas tika norādītas novembrī. Progress, diemžēl, nav noticis. Mēs runājam par to, ka pēdējie Rumānijas tiesību akti, kas pārceļ Eiropas Savienības direktīvas vietējos tiesību aktos, varētu radīt kaut kādas neatbilstības problēmas ar Eiropas Savienības tiesību aktiem. Tā vēl vairāk apdraudot panākto uzticību, piemēram, pieņemot kaut kādus vietējos dekrētus un tam līdzīgi. Arī tas, kas ir noticis saistībā ar nomināciju uz Eiropas prokuratūras vadītāju amatu, nav veicinājis situācijas risinājumu. Mēs redzam, ka joprojām Rumānijā ir liels problēmas ar tiesiskumu un jo īpaši saistībā ar tiesnešu neatkarību un cīņu pret korupciju. Pirmkārt, ir runa par iespējamiem grozījumiem krimināla kodeksā un krimināla procesa kodeksā. kodeksā Šādi fundamentāli jautājumi ir atbilstoši jāsagatavo, par tiem ir jāspriežas ar daudzām interesētām pusēm, kā arī ir skaidri jāsaprot, kādas būs izmaiņu sekas. Jebkādai rīcībai ir jāatbilst Eiropas Savienības tiesībām un starptautiskajiem pienākumiem, kā arī attiecīgām rekomendācijām par cīņu pret korupciju. Rumānijas iestādes uzņemsies risku, virzoties uz priekšu nepabeidzot šo procesu. Un tas var radīt sistēmiskas visatļautības problēmas, jo īpaši cilvēkiem augstos amatos, uz kuriem krīt korupcijas aizdomēna. Nākošais augstākā kasācijas tiesa un pēcpasākumu pēc konstitucionālās tiesas lēmumu par uh, tiesnešu paneļu, kas sastāv no pieciem tiesnešiem maiņu Tātad šeit ir smagi jautājumi, kuri ir jārisina. Un tas varētu arī novest pie tā, ka tiek atkal atvērtas jau slēgtas ar lietas, kas pats par sevi var būtiski ietekmēt tiesu neatkarību. Šāda masīva traucējumu krimināltiesību sistēmām tiešām nevar ignorēt, jo īpaši, ja mēs runājam par korupcijas gadījumiem. Trešais - prokuroru iecelšanu. Jo īpaši šeit ir jārunā par to, ka ir nepieciešama pamatota un uzticama sistēma prokuratūras augstāko amatu um, kandidātu iecelšanai. Un, uh, principā, nepieciešamā sistēma jau vairākas reizes ir noraidīta. Ir ļoti pretrunīgas uh, procedūras pašlaik spēkā, lai ieceltu augstāk, prokuratūras augstāko amatu amatu kandidātus, piemēram, ja ir runa par prokuratūras vadītāju vai galveno korupcijas organizācijas vadītāju. Vēl ir jārunā arī par zemākā līmeņa tiesām, un tur ir problēmas, kas jau iepriekš ir norādītas ziņojumā. Vēl ir runa arī par pretkorupcijas iestādi Greko. Tomēr, neskatoties esošajām problēmām, valdība uzstāj uz struktūras saglabāšanu. Tas viss rada lielas bažas. Bet, ja mēs skatām visus šos jautājumus kopā, tas jau liecina par kaut kādu sistēmu. Sistēma ir ļoti nestabila, tiek pieņemti daudzi sasteigti lēmumi par ārkārtīgi svarīgiem jautājumiem. Un ja šīs bažas netiks kliedētas, komisijai būs jārīkojas un jāizmanto visi tai pieejamie līdzekļi. Komisija tāpēc aicina Rumāniju veltīt laiku, lai apspriestos un lai panāktu vienošanos, ņemtu vērā komisijas ieteikums un arī CVM procesa rezultātā sniegtos ieteikumus. Rumānijai vēl ir laiks atgriezties uz reformu ceļa. Paldies! Paldies! Tagad vārds Gresls kundzei divas minūtes tautas partijas vārdā. Priekšādātāja komisārs kundze, godātie kolēģi, nu, diemžēl jāsaka, nevaram veikt šeit padomus pārstāvis, lai gan, nu, nu, būtu ļoti svarīgi piemērs, kāpēc tieši šai prezidentūrai būtu šīs diskusijas jādzird, ja galgaranājam par Rumāniju, tiesiskumu Rumānijā, un Rumānija ir prezidentūra valsts. Mēs piedzīvojuši esam šai valstī faktiski tiesiskumu sabrukumu, uh, Tas ir skumīgi, un eh, jāsaka, nevienā citā es dalību valstī nu, nekas tāds nav noticis. Mm, būtu labi, ja sociālisti un demokrāti jāsaka krietni straujāk būtu runājuši par šiem notikumiem eh, Rumānijā. Mēs vēlamies atsaukties uz um, septīto pantu, vēlamies šo pantu iedarbināt, tāpēc, ka tiesiskums Rumānijā sabrucis un līdzekļu šai valstī ir jāaptur. Uh, protams, ka prezidentūrai būs savs sākāmais, Rumānijas valdība, tāpat laikā, nu, ir šajā gadījumā tas um, pārkāpumu nodarītājs, tas nodara pāri arī iedzīvotājiem, tie nodara tālākus kaitējumus. Kan Mm, redzam, piemēram, ka valdības pārstāvi tiek notiesāti par krāpniecību, un šāda veida notikumi ir jāspēj risināt arī sociālistu un demokrātu partijā. Šāda veida dubult standartu un dubult morāls piekopšana nav nekas labs. Viņiem pašiem ar savu partiju dalībniekiem jātiek galā un jāspēj izdarīt uz tiem spiediens. Esam redzējuši, kā, piemēram, uh, bijusi valsts prokurore, arī dzen tika iesaistīta dažādos skandālos un ir jāizdara spiediens, nevis jānodarbojas arī vienlaiks ar kaut kādiem atrībības aktiem. Eh, gal galā mēs šobrīd domājam arī par eh, nu, jauno Eiropas prokuratūru, un tur bija šī izvirzītā eh, pārstāve kandidāte no Rumānijas, kas tika apsūdzēta korupcijā. Nu, skaidrs, ka šajā gadījumā visiem līdz, līdzvainīgiem jāuzņemas atbildība. Un šāda veida pārkāpumi Rumānijā nedrīkst tikt atalgot ar kaut ko atbilstīgu, nē. Ne Un eh, jāsaka, šobrīd situācija ir eh, ārkārtīgi skumja. Te notiek um, slēpšanās aiz citu mugurām, vainas novelšana. Un es domāju, ka pienācis pēdējais brīdis virzīties uz priekšu, jo nedrīkstam šādā veidā graut Eiropas reputāciju. Dankešan, dankešan, madam Grēslēn, wir haben ein blue card. Liels paldies, un jums vēlas uzdot zilās kartītes jautājumus. Vai esat gatavi to uzklausīt no Kristā kunga? Thank you for accepting this uh, intervention. Paldies, ka piekritāt man uzklausīt. Es gribēju uzdot šādu jautājumu angļu valodā, lai jūs varētu izmantot tulkošanas sistēmu. Gresls kundze, jūs savā uzrunā norādījāt vai vērsāt uh, spēcīgu kritiku pret Rumānijas konstitucionālo tiesu, un es uh, gribēju jums jautāt, Kā jūs varat izskaidrot Rumāņiem, ka šādas tiesas eh, tiesneši var būt arī partijās? Kolēģi, paldies par šo jautājumu. Es nemaz, eh, nu, jāsaka, nezināju par šo mm, faktu. Gribēju tikai teikt, ka gal galā ir svarīgi aizstāvēt konstitucionālo tiesu kā institūciju, jo tā šobrīd sastopas ar spiedienu. Un vēlos turklāt arī teikt, ka ir pienācis laiks sociālistu grupai ieņemt nostāju šai konkrētajā jautājumā. Kāpēc viņi vienkārši šādu jautājumu apsvēršanas laikā it pazūd no zāles, tad, kad tiek runāts par Rumāniju? Mēs no revīzijas palātas pārstāvja esam jau dzirdējuši, ka ir vajadzīga kaut kāda skaidrība par to, kur šie līdzekļi aiziet no Eiropas Savienības un kur tie nonāk. Es domāju, ka pilnīgi skaidrs, ka sociālistu un gremukrātu grūtā ir jāuzņemas atbildība. Viņi nevar te skatīties tikai uz Eiropu. Tā nav un šā gadījumā tā nav tikai rumāņu lieta. Paldies! Turpinam debatas. Tagad vārds pusotra minūte Jozefam Vaidenholceram no sociālistu grupas lūdzu. Gribu teikt priekšādātāji, ka, ka tā ir priekšādātāji, kas vada šo sanāksmi un nevis jūs, Predes kungs. Pret tā piepriekšējā runātāja mēs uzskat, ka Rumānijas prezidentūrai ir pilnīga, tie, pilnīgas tiesības uh, rīkoties pēc saviem iespā, ies, ieskatiem un īpaši apbrīnojot šeit. Un jūs varētu, predskungs, arī mani mazliet paklausīties un, un, para, gres, un ievērot disciplīnu. Mēs uh, vienkārši esam pārsteigti, ka vispār šodien šādas steidzams de debats esot bijuši vajadzīgs. Ne jau pirmo reizi mēs par šo jautājumu spriežam. Novembrī šai parlamentā pieņēmām atbilstīgu rezolūciju, kur tika runāts par tiesiskuma un at krimināla atbildības nodrošināšanu nodrošināšanu Rumānijā, par tiesību iestāžu neatkarību. Tur mēs teicām, ka tas šobrīd nav viss pareizi un ka jācīnās pret korumpētību. Mēs runājam par to, ka ir vajadzīgas kontrolas un dažādi veidi pretkontrolas un vajadzīga parlamentārā kontrola, un tā pilnīgi noteikti ir jāspēcina. Diemžēl, jāsaka, mūsu prasības nav ņemtas vērtā un nav gošas atsauksmes. Tas ir skumji tā, eh, par to tiešām ļoti žēl, un tas, jāsaka, šīs apsūdzības tik vērstas nevis pret Rumāniju, bet pret, pret eh, tās bija saistīts ar mūsu kopējo izpratni par to, kas ir tiesiskums, jo tiesiska valsts gal galā ir mūsu kopējās Eiropas pats pamasts, pamats, un tieši tāpēc mēs arī visus šos kriterijus noteicām. Šo kritēriju ievērošana ir ārkārtīgi svarīga, un uzstāšana uz to jau nenozīmē, ka nu, dalībvalsts var rīkoties kā vēlas. Tas ir mūsu visu interesēs, lai šie kritēriji tiek ievēroti. Un šie kopīgie tiesiskuma principi pilnīgi noteikti ir jārisina un jāspēcina dialogā. Tā ir mūsu vēsts Bukarestas virzienā. Tikai tādā veidā rietumu un austrumu varēs augt un zelt kopā. Paldies! Vārds Monikai Makovejai no ECR grupas. Paldies! Rumānijā korumpēta politiķu grupa, kurus vada Dragnārkungs, ir tiesāta un notiesāta, un uh, ir vēl arī citi tiesas procesi priekšā, bet tiesas uh, izskatīšana tiesā ir atlikta. Tātad netiek ievērotas uh, tiesiskuma prasības. Viņi vienkārši pakļauj tiesu sistēmu savai politikai. Viņi pārvēr, pārvērš ieguldījums par vēlēšanu kukuļiem. Viņi uzbrūk demokrātijai, jo korumpētie politiķi izvairās no tiesiskuma 20 miljonu cilvēku. Uh, liktenis ir atkarīgs no tā, kas notiek šādās situācijās. Jo šeit ir runa tikai par to, kas, ka glābjas, kas var. Cilvēku viedokļus neņem vērā, un, un uh, mēs arī redzam, ka valsts iestādes pret mums vēršas, piemēram, šauj ar plastmasas lodēm, Rumānijas ceļš ir ceļš kopā ar Eiropu. Mēs redzam, ka valsts brūk kopā, ka Taračāno un Dragna un, un Dragnī un citi. Tie ir tikai daži no tiem, kas negrib izlaist varas grožus no savām rokām. Demokrātijas pretinieki gandrīz vai veido kriminālu diktatūru, 4 miljoni, miljoni rumāņu ir aizbraukuši no valsts un turpina aizbraukt. Tas viss ir kā murgs. Mēs jau visu savu vēsturi esam dzīvojuši Eiropas nomalē, un šis ir pēdējais vilciens, uz kuru mēs varam paspēt, proti uz Eiropu. Paldies! Tagad vārds Sofijai Intveldai uz trīs minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies komisārs kundzei. Es gribu sākt norādot, ka es saprotu, kāpēc Greslis kundze ir neapmierināta ar padomas pārstāvju neierašanos, jo īpaši tāpēc, ka mēs šeit runājam tieši par šo valsti. Un neaplaudējiet, kamēr es vēl neesmu pabeigusi, jo varbūt, ka jūs to vairs negribēsiet darīt. Bet, diemžēl, Timermans kungs arī nav ieradies. Es gan šeit neko negribu jums teikt, komisārs kundze, bet viņš ir tas komisārs, kurš ir atbildīgs par šiem jautājumiem. Un ko tad viņš pēdējo piecu gadu laikā ir darījis? Piemēram, pēdējā nedēļā komisija nāca klajā ar paziņojumu par tiesiskumu, kurš nebija pat vērts tā papīra, uz kura tas bija rakstīts. Un tagad Timermans kungs vispār pat Libas komitejā neierodas, lai to prezentētu. Kur viņš ir, ko viņš ir pēdējos piecus gadus darījis? jo šis jau nav tikai mūsu darba jautājums. Es jau esmu noguris no debatēm. Šodien mums ir Rumānija, mēs kritizējam Rumāniju, rīt runāsim par uh, Ungāriju, tad sociālisti kritizēs, tautas partija neko neteiks. Es, protams, zinu, ka dažiem varbūt ir cits viedoklis. Es zinu, ka Greslas kundze vienmēr ir ļoti skaidri izteikusies, un arī daži citi tautas partijas locekļi, bet vienmēr šeit ir runa tikai par partiju interesēm, bet tās nav tikai partiju intereses. Šīs ir vērtības, kas ir norādītas līguma otrā pantā. Tas attiecas pilnīgi uz visiem, neatkarīgi no partiju piedarības. Un es nesaprotu, kā mēs šeit parlamentā pirms diviem pusgadiem pieņēmām pozīciju, pieņēmām priekšlikumu attiecībā uz vispārējiem mehānismu, kas būtu piemērojams visām dalībvalstīm, visām valdībām. Uh, komisija, un šeit gaisa par jums konkrēti nerunāju, Jūrovs kundze, Timermans kungs ir tas atbildīga, atbildīgais. Viņš saka, nē, mums tas nav vajadzīgs, mums jau visi rīki ir. Bet mums nav. Uh, Timermans kungs ir špicen kandidāts, un arī Weber kungs tāds ir. Un, un es gribēju zināt, kā tad tie abi kandidāti, kur šeit vispār nav ieradušies, ko tad viņi domā darīt? kad viņi tiek ievēlēti. Vai komisijas priekšstādātājs Vēbers darīs to, ko viņš bal, to, par ko viņš balsoja kā deputāts? Tā tad piedāvā šo pilnīgo mehānismu, kas attiektos uz visām dalībvalstīm. Un vēl, es jau, es jau arī tūlīt beigšu, mana grupa, Aldas grupa, vienmēr ir stingri uzstājusi uz to, ka mums nav nekāda sakara ar Rumānijas alde un attiecīgo valdību. Ne tikai saistībā ar kriminālu likumu, kriminālu likumu bet arī tāpēc, ka viņa neatbalsta uh, civilās partnerības. Un arī Kleviškundas gadījums ir problēma. Mūs arī ārkārtīgi sarūktina viņu uh, mēģinājumu neļaut reģistrēt jaunas partijas, kas grib uh, startēt Eiropas vēlēšanās. Tāpēc, priekšsēdētājs kundze, es gribu, ka mums noteikti, es gribētu uzstāt, ka mums noteikti ir uh, jāpanāk DRF pakta parakstīšana nākošajā sasaukumā. Lielas paldies! Um, Predeskungs vēlas uzdot jums zilās kartītes jautājumu, vai esat gatavs to atbildēt? Jā, priekšsēdētāji pateicos. Piekrītu jūsu paustajai kritikai par komisiju un Timermans kunga mm, prombūtni. Uh, Mm, es tāpat laikā mm, gribētu runāt arī par jūsu politiskās grupas priekšādātāju Ferkovštātu, kurš arī nevieņems nekādu veidu nostāju attiecībā uz Rumāniju. Trīs mēneši ir pagājuši, trīs mēneši, kad tika pausta prasība kaut ko darīt, un jūs visu laiku bijāt stāvēt viņa blakus un neko nedarījāt. Jūs arī veicāt zināmus aprēķinus, vienkārši gaidot Eiropas parlamenta vēlēšanas. Un nu, tad pasakiet, kāpēc tad šis mūsu mīļais Ferkovštāts neko neteica? Uh, par to visu. Viņš e, tur kaut kādas privātās draudzības vērtēja augstāk nekā politisko situāciju. Tad kā tad bija tas viss? Pasakiet! Jums vispār vis, jūs visus esat pilnīgi nepareizi sapratis. Izlasiet šī parlamenta protokolu. Šīs grupas attieksme vienmēr bijusi pamatīga, atbilstīga, un ja tautas partija būtu bijis tāda pati attieksmē pret Orbanu, tad mēs nebūtu nonākuši tādā situācijā arī Ungārijā, kā šobrīd mēs vienmēr esam bauduši kritiku attiecībā uz to, kas noticis Rumānijā. Mēs, vien, mēs turklāt arī oficiāli esam distancējušies no Alde partijas, kas šobrīd ir pie vadības grožiem Rumānijā. Un kā Eiropa, Alde, Eiropas alda grupa, mēs esam par viņus izslēguši no savas politiskās saimas. Mēs esam izteikušies strikti, atbilstīgi, un tieši tā ir tā, ka daudzus gadus šī politiskā draudzīga ir pastāvējusi, bet mēs ievērojam savus principus, un pretēji tautas partijai mēs šos principus arī ievērojam. Viņi joprojām nav norobežojušies no Orbana. Es jums ieteiktu izlasīt šī parlamenta protokolu, jo es personīgi, predeskungs, personīgi piedalījos debatēs par Rumāniju, un es ļoti kritiski izteicos par to visu predeskungs. Un es gribētu jums tikpat kritiski izteikties arī par savu politiskās saimnes pārstāvi Orbanu. Paldies! Mm, pirms dod vārdu, tagad jums, Bastivāri kungs, tomēr tagad. Jūs vēlas uzdot jautājumu mm, Intrāls kundzei. Vai esat gatavi to pieņemt, lūdzu? Paldies! Godātie kolēģi! Man ir divi pavisam īsi jautājumi, ko vēlos jums uzdot. Vai lūdzu jums ir zināms, cik bieži Rumānijas konstitucionālā tiesa, ka vašī darbības ir nodevējušas atzinušās pret tiesiskām? Vai jūs zināt, cik bieži viņi ir pārkāpis Rumānijas konstitūciju? Un lūk, tad ir vēl šī zināmā lieta par <clears throat> ļaunprātīgu izmantošanu birojā un nozīmīgākie liecinieki reāli ir prokurori, kas darbojas pretkorupcijas iestādē, un viņi šobrīd liecina pret viņu. Tā kā jūs varat runāt par kaut kādu politisko ietekmi šādā ziņā. Es neuzsākšu ar jums diskusijas par detalizēto šo tiesas lietu, bet cik es zinu, es drīkst pabeigt? Jums vispār interesē man atbildi? Nu, lūk, būs no nu, man atvēlēt laika jau izsmelts. Bet ko es zinu? Tādā tiesā ir ļāvusi Kojuši kundzei izbraukt no valsts un arī pamatot savu viedokli. Tad ar arguments, ko jūs izmantojat pret viņu, nekādā veidā neuzlabo Rumānijas tēlu. Mums interesē tiesiskums. Tiesiskums Eiropas Savienībā un arī Rumānijā. Uh, Jo Rumāņi vēlas, lai viņa valsts būtu tiesiski stabila, lai viņi varētu paļauties savu valdību. Nevis pēkšņi visu laiku ir kaut kāds politiskās intrigas, uh, um, mēģinājumi kādu nu, izsma, <clears throat> izslēgt. Nu, tas nekādā ziņā ne, nenāk par labu pašai Rumānijai. Paldies! Tālāk vārds Sargentīni kundzei lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem! Tiesiskums nav ne labējais, ne kreiso jautājums. Un mēs redzam, ka Rumāņu valdība šobrīd atbalsta Ungāru valdību un nevirza arī ziņojumu par Ungārijas situāciju mūsu darbkārtībā. Un tiešām mēs redzam, ka milzīga vilšanās, ka Rumāņu prezidentūra vispār nav ieradušies, kaut kas neticams. Un kas notiek? Ja šobrīd mēs parlaments virzam šo kandidātu, savukārt Rumāņu pašu valsts pilnīgi mēģina viņu izslēgt no šīs spēles. Nu, tas nav aptverami. Ir ļoti svarīgi, ka mēs nodrošinām tiesiskumu. Šobrīd mēs redzam, ka tas līd lejup Rumānijā. Un tādēļ nodrošināt visas tiesības, kas būtu nepieciešams. Piemēram, 2011. gadā, kad bija Ungāru prezidentūra, arī nekas nenotika. Un par to ir jākaunās. Sešas nedēļas pirms Eiropas parlamenta vēlēšanās mums ir lūk šāda situācija par pretiesiskumu. Paldies! Paldies! Un labvakar! Un tādā mēs turpinām debats, un tas uzklausīsim Batenkungu, kurš gan nav ieradies līdz to. Vārds ir Lenārkungam. Lūdzu! Paldies, priekšsādātāji! Eiropas Savienībam ir valstu, kas uh, ir cīnījušās par mieru savienībām un eh, vēlas veidot spēcīgāku no, nākotni un apzinās tieši, ka kopībā ir spēks. Tātad mēs balstāmies uz mūsu kopīgo vērtību izpratnī. Šobrīd tas ir jau diezgan satricināts, un um, šī izpratne, kā mēs šobrīd to piedzīvojam, nu, diemžēl trūkst tādas vienotas izpratnes. Un no komisijas vispār īsti neseko nekāda reakcija. Piemēram, Polija. Viņus jau sen vajadzēja pakļaut 7. panta procedūrai. Tālāk skatāmies, kas notiek Rumānijā, Maltā. Un viņš īpaši nevienu neinteresē. Bet vajadzētu gan ļoti lielu uzmanību tieši viņām pievērst, gan Valetai, gan Bukarestei. Uh, Baidos, ka mēs šobrīd mm, spēlējamies ar dubultajiem standartiem. Mums vajadzētu nodrošināt vienos standartus visās valstīs. Te nevajadzētu skatīties vienkārši, kas ir jūsu draugi un kas var jums aizliegt kādu labu vārdu. Tiesā, gan Rumānijā, gan Maltā Eiropas saimnība vajadzētu ļoti aktīvi iesaistīties. Paldies! Paldies tālāk, Nikā kungs! Paldies, priekšsadētāji! Diemžēl mēs redzam, atkal te notiek vēlēšanu debates. Nepieturamies pie konkrētiem faktiem par Rumāniju, tikai ir kaut kādi apgalvojumi. Un mums savukārt ir jāpauž patiesība un jāatspēko daudzie meli un apmelojumi, kas izskan šodien. Par tiesiskumu, likuma varu. Ja jūs nespējat nodrošināt saviem pilsoņiem viņu tiesības un brīvības, tad tad nav nekāds tiesiskums. Un mēs redzējām, Rumānija, piemēram, parakstīja vienošanos ar ASV e, eh, slepeniem dienestiem. Un kas toreiz bija? Galvenā prokurora, lūk, zināmā persona. Un tālāk arī mēs redzējām, ka bija vēl papildus noslēgtie slepeniem nolīgumi ar slepenajiem dienestiem. Un tie bija atsevišķi protokoli, uh, kā rezultātā tika nodroz, eh, pārkāptas tiesības un um, sadarīt šausmu lietas. Mēs tiešām vēlamies pateikt skaidri, Rumāņi ir skaidri pret dubultstandartiem. Šobrīd Rumāņi pārdzīvo to, ka viņu tirgus ir pārpludināts ar viltotām precēm. Mēs Esam izpildījuši Rumānijā visas prasības par pievienošanos Schengena zonai, bet mēs netiekam iekšā. Mēs redzam, ka Rumāņi tiek nodalīti no citiem Eiropas iedzīvotājiem, viņiem ir jāgaida robežu kontrolē. Un 80, vairāk nekā 80% Rumāņi pašatzīst, ka šī ir nepieņemama situācija. Tā ir absolūta netaisnība pret visu tautu. Tas ir jāizbeidz. Šāda veida ļaunprātīga izmantošana un izmantošana šāda ikdienā piedzīvotā netaisnība. Mēs dzirdam ļoti daudz liecinieku, kas izsakās par to, kādi bijuši pārkāpumi padomu laikā, un tagad ir pilnīgi nepieņemami, ja arī tiesnešus noklausās un uh, pat arī toaletes un uh, viņu privātā dzīves telpā uzstāda noklausīšanās ierīces. Tas ir pilnīgi nepieņemami un mēs tādēļ noraidām šādu veidu nepatiesus apgalvojumus, uh, kas ir pilnīgi sadomāti. Mēs Rumānijā esam pelnījuši vairāk. Weberskundze. Paldies! Rumānija ir mūsu sadarbības um, Eiropas mehānismā, Un mēs redzam, ka rumāņu politiķi vienmēr saņem nopietnu kritiku šī mehānisma ietvaros par īstenotām darbībām, kas it kā pārkāpj tiesiskumu. Un tomēr mēs redzam, ka Eiropas parlamentā pirms pāris nedēļām, kad eh, mūsu līderi uzdeva Rumāņu pārstāvjiem tiesām arī izbeigt Um, šādu izmeklēšanu pa, pret, kas vērsta pret rumāņu pilsoni. Vienlaiks nu, atzīstot, ka visas procedurālās un procesuālās tiesības ir ievērotas. Un lūk, Rumāņu augstākā tiesa norādīja, ka Taģānī, uh, Verhofstads un um, Webers ir uh, tagad izdarījuši politisko spiedienu uz nacionāliem tiesnešiem, kas šo lietu izskata. Tādā veidā uh, ir grāvuši tiesu neatkarību. Godātie kolēģi, ir jāizbeidz piemērot dubultos standārtus. Un lūdzu, darīsim pirmkārt šeit uz vietas to, ko jūs pierastat no citiem. Paldies, tālāk, Prēdiskungs. Paldies, priekšsādātāji! Nu, arī man jāsaka nožēla, ka no Rumānijas prezidentūras valdības neviens nav ieradies. Šis ir debats tieši par Rumāniju. Un, um, Dīvainā kārtā viņi nav ieradušies, pat nepārstāvot prezidentūru. Tas atkal parāda viņu necieņu pret parlamentu, un ne tikai parlamentu, bet arī pret pašu padomi. Tiešām nožēloma situācija. Mēs paši Rumānija piedzīvojam pirmo prezidentūru un lūk šādu situāciju. Uh, Mums, diemžēl, jāatzīst, ka Bukarestes režīms nekādā veidā nav tiesiskuma pārstāvis. Šis vairākums, kas vēl pārvalda valsts kopš 16. gada, tieši to arī dara, kā Nikas kungs sacīja. Ja viņi izdara spiedienu uz tiesnešiem un prokuroriem, un viņi arī ir pat radījuši tādas iestādes, kas iespējams piespiedīs arī tiesnešus pārskatīt jau iepriekš pieņemtos uztaisītos spriedumus lai pārtrauktu mm, kriminālu vajāšanu personām, kur izraisīts apsūdzības korupcijā, un faktiski, nu, pilnīgi nonāk uh, absurdā situācijā, kur var būt, ka partijas viens no vadošajiem mm, līderiem ir jau divreiz mm, notiesāts par korupciju, bet vienalga šis līderis paliek kā līderis savā amatā, lai gan uh, Viņš ir atzīts par tiešām līdzekļu piesāvināšanos, par zaudzību. Kas to ir vispār, kur tā citā Eiropas valstī tas vēl būtu iespējams? Paldies, Grapīnī kundze. Paldies. Man būtu šāds novērojums. Pirmkārt, šīs debats jau ir izgāšanās, komisārs kundze. Paskaties, cik te vispār mēs esam. 20 deputāti un, un lielie vadītāji nenāk. Viņi ir gļēvoļi. Weberkungs, lūdzu, jums vajadzēja ierasties manā zemē, Rumānijā, un pateikt, ka ir jāpārtrauc izmeklēšana uh, šajā tiesā. Komisārs Kundze, jūs ļoti labi zināt, tiesiskuma jautājumos nav iespējams uh, pamācīt cits valsts valdību vai tiesas. Jūs un citi Eiropas ierēģi uh, ir faktiski negatīvi ietekmējuši visu situāciju, jo Rumāņi klasās un nesaprot, kā tas var būt, ka atsevišķi Eiropas parlamenta deputāti vēlas tāt ietekmēt uh, izskatāmās lietas tiesā. Vai es jau arī jūs teiksiet, es uzsākšu vēlēšanu kampaņu? Jā, tas tā ir, bet Prēdiskungs arī jūs esat uzsācis savu vēlēšanu kampaņu. Tautas partija arī vēlas iegūt savu punktus. Komisārs kundze, es jums varu izstāstīt, kā jūtas rumāņi. Uh, Bet, piedošana, jūs nemaz to nezināt, jo reāli jūs nevarat nosaukt nevienu konkrētu piemēru par tiesiskumu pārkāpumu Rumānijā. Kas jums satrauc? Vai jums nepatīk, kā mums ir izdevies izskatīt un atrisināt tik daudz jautājumus? Rezolūcijas priekšlikums uh, par Rumāniju, par nevienu citu valsts nekāds tāds apmelojums nav rakstīts. Jūs tāds sākat vainot Rumāniju par konstitucionālām izmaiņām? Vai tas vispār ir pieļaujami? Es runāju par tūkstošiem cilvēku dzīvēm, par um, to, kuru tiesas varbūt tiešām nav bijušas taisnīgas un vajadzētu pārskatīt, un jūs to negribat pieļaut? Rumānija nav viena kavača, mēs esam 20 miljoni iedzīvotāji. Pretskungs. Okmārkungs, lūdzu tālāk. Priekšsādātājs kungs. Um, tiesiskuma graušana, neat, tiesu neatkarības graušana, prokurors darba kavēšana, kas neļauj vispār reģistrēt arī jaunu partiju, mēģinājumi legalizēt korupciju, atsakoties cīn, nevi, un cīnoties nevis pret korupciju, bet gan pret cilvēkiem, kuri apkaro korupciju. Un neļaujot neatkarīgām iestādēm vispār darboties, neatļaujot arī izbraukt no valsts, neatkarīgām personām, nu tas skaidri parāda, ka ir pārkāpts tiesiskums un reāli tas tiek grauts. Un vistraģiskāk ir, protams, noliegumi, uh, Es to gribētu arī par Vīzenvalcaru kungu. Sociālistu grupas klusēšana ir vienkārši trau, trauksme pat par sevi. Un ko mēs šobrīd dzirdam no jūs, ko jūs pateicāt, tas vispār neko, jūs nepateicāt pilnīgi neko. Uh, Tiesiskums, demokrātijas aizstāvēšana nav nevienas politiskās partijas, jeb ideoloģijas privilēģija. Tas ir jādara pilnīgi visiem, un tas bija jums arī jādara Rumānijā, un es dzirdu, ko jūs visi sakāt. Un tieši tāpat kā es arī izteicos par Ungāriju un Poliju, Jūs vienkārši klusēšana ir šobrīd apdulinoša. Jums bija jāizsakās kā arī sociāldemokrāta līderim, un jūs to nedarījāt. Tas ir pilnīgi nepieņemami. Paldies! Tālāk sarvana kungs. Paldies priekšsādātāji! Nu, kas īsti notiek šobrīd? Un kur ir vicepriekšsēdētāji? Kur ir Rumānijas prezidentūra? Neredzu. Eiropas Savienība tika dibināta, lai veicinātu mieru, demokrātiskos principus un tiesiskumu. Un kā jau mani tauts partijas kolēģi, esam ļoti nobazījušies par tiesiskumu situāciju Rumānijā. Mums nav pieņemams tas, ka Rumāņu valdība mm, mēģina grozīt visu laiku kriminālu likumu, lai panāktu sev vēlamo rezultātu un dekriminalizētu korupciju un daudz citus noziegumus. Mēs redzam, ka Lībijas pilnvaru cenšas ietekmēt neatkarīgās tiesas un izdara spiedienu uz tiesnešiem un prokuroriem. Tam ir jāizbeidz. Tad ja mēs aicinām Rumānijas valdību eh, patraukt šīs darbības un atgriezties pie Eiropas pamatvērtībām, kas ir viena no mums galvenajām prioritātēm. Un īpaši Intvalds kundzei es arī aicinātu rūpīgāk iepazīties ar Tautas partijas pieņemto lēmumu 9. martā. Es nedomāju, ka viņas kom eh, komentārs īsti apliecina zināšanu par šo lēmumu detalizēti. Eh, Basinukungs, jūs lūdzāt reglamenta eh, jautājumu komentāru, bet ne par ko citu, tikai par reglamentu, jā? Ja? Jā, paldies! Godātais kolēģi, es vēlos jums atgādināt tautas partijām, kuri šobrīd nav ieradušies, ka bija iepriekš pieņemts lēmums par to, ka padome nepiedalās šajās debatēs un to pieņēma padomas priekšsēdētājs, un tas ir jūsu vadītājs. Tā kā, nu, paprasiet viņam, kas tur īsti notika, nevis vainojot Rumāņu prezidentūru. Musjankungs, paldies priekšsādātājiem, godātie kolēģi. Rumānija ir <clears throat> Eiropeiski noskaņots valsts. Rumāņu tauta atbalsta Eiropas vērtības, tiesiskumu, brīvību. Un mēs vēlamies, lai mūsu valsts būtu tiesiska. Mēs redzam, pēdējo gadu laikā tūkstošiem eiro um, rumāņu ir gājuši uz ielām, lai iestātos par tiesiskumu un valdībai un politiķiem ir jāuzklausa tautas grībā. Viņa nekad nedrīkst grozīt likumus sautīgu interešu nolūkā. Mēs redzam, miljoniem rumāņu nevēlas, lai korupcija tiktu attaisnot un piedota. Tādēļ es aicinu un vēršos pie Rumāņu valdības, lai jūs ņemtu vērā pilnībā sagatavotos Venecijas komisijas rekomendācijas. Rumānijas valdībai ir jāuzklausās iedzīvotāji. Un tādēļ arī prezidents Johannis arī ir izsludinājis referendumu, ar to dodot iespēju Rumāņu tautai arī paust savu gribu par notiekošo tieslietu sistēmā. Līdz ar to viņi varēs noraidīt šādas nekārtības un arī noraidīt iespējamās izmaiņas krimināla likumā. Krimināla likums ir grozams tikai tādā veidā, ja tiešām ņem vērā arī tiesu, nevalstisko organizāciju viedokli un arī mūsu starptautisko partneru viedokli. Tad es arī aicinu Rumāņu komisāri atbalstīt eh, tautas centienus nodrošināt tiesiskumu un brīvību. Paldies tālāk. Jautājums no Grapīnī kundzes. Jā, paldies. Godātais kolēģi, man tad jums ļoti precīzs jautājums. Jūs tikko teicāt, ka pēdējā brīdī tiek grozīti likumi. Lūdzu, nosauciet konkrēto um, priekšlikumu, kas tika grozīts likums, izņemot to, ko minēju uh, iepriekš. Ja paldies par šo jautājumu! ir izsaities jau pirmkārt ārkārtas situācijas rīkojumi, ir numurs, ar numuru 13, un tā rezultātā simtiem tūkstoši nākošā dienā izgāja ielās, tieši cīnoties pret korupcijas at, <clears throat> atbalstu. Labi, tālāk brīvais mikrofons. Paldies priekšsēdētājiem! Es zinu, kā jūs jūtaties, esot Ungārs, bet es savā uzrunā gribēju vērsties pret dubultajiem standartiem. Un es domāju, ka Grēslas kundzei vajadzētu pārdomāt savus apvainojumus pret Ungāriem. Bieži vien tiek pieminēta Ungārija tiek uzdots jautājums, kā Rumānija varētu nonākt tik tālu, domājot par nabadzīgāko cilvēku integrāciju. Šobrīd Eiropā saskaramies ar krīzes situāciju. Cilvēki tiek piespiesti pamest savas dzīves vietas, jo Eiropas Savienības līdzekļi ļoti lēni sasliedz šīs attālākās vietas, tādēļ es aicinu uh, visiem aktīvi rīkoties, arī komisija aktīvi rīkoties, lai nodrošinātu, ka neizmantotie līdzekļi struktūru fondos tiktu izmantoti pēc iespējas ātrāk, lai palīdzētu tiem Eiropas pilsoņiem, kas nesaņem Eiropas līdzekļus, kas tiem paredzēti, jo ir birokrātiskas dabas problēmas. Tādēļ viņiem ir jāpamēdz, jāpamet savas dzīves vietas, tādēļ ir nekavējoties jāizbeidz Romu tautas cilvēku izlikšana no dzīves vietām. Paldies, nākamais runātājs. Doamna komisār, tecerea dumneavoastră. Paldies, priekšsēdētāji, saka Kristējas kungs. Klusēšana šīs uh, Rumānijas krīzes laikā ir apdulinoša, kāds teica. Uh, Es uzskatu, ka ir pēdējais laiks konsolidēt Eiropas projektu, izbēgt dubultos standartus, populisms un ekstrēmisms apdraud Eiropas projektu un šo populismu un ekstrēmismu izraisījis ir tas, ka Eiropas Savienības uh, ierēģi amatpersonas ir pilnībā attālināti, atrauti no Eiropas Savienības galvaspilsētu realitātes. Eiropas komisijas uh, attieksme pret uh, Rumāniju um, ir uh, negatīvi ietekmējusi gan Rumānijas reputāciju, gan arī komisijas reputāciju Rumānijā. Iejaukšanās Rumānijas iekšējos jautājumos, piemēram, tiesvedībā, ir nepieņemama. Es aicinu jūs nekavējoties izbeigt savu iejaukšanos dalību valstīs notiekošās tiesvedībās. Jūs gribat tikai mūs E, izmantot, lai gūtu pāris procentu vairāk balsu vēlēšanās. Lūdzu, noslēdziet savu uzstāšanos. Es atvainojos, saka priekšsādātāja, brīvā mikrofona procedūrā katram runātājam ir viena minūte. Jurek kungs. Pani komisārš Jourova powiedziała, že jeżeli situācija v Rumuniji še... Paldies, priekšsādātāja. Jurovs kundze norādīja, ka ja Rumānijā situācija nemainīsies, tad e, komisija īstenos nepieciešamos pasākumus. Uh, Nu, labi, ka šī komisija vairs neko daudz nevarēs izdarīt. To viņu termiņu laiks beigsies un būs vēlēšanas. Tika vajadzēts, kāpēc Timermana kungs nav ieradies. Nu, man šķiet, ka Timermana kungam šādi žesti jau sen vairs nav sveši. Runājot par situāciju Rumānijā, tā ir sarežģīta. Gan arī tikpat sarežģīta kā apvienotajā karalistē. Nu, un ir skaidrs, ka ļoti lielā mērā tiek pievērts acis uz eh, maza apjomu korupciju, lai gan korupcijai nav tādu konkrētu izmēru, ka tā būtu pieļaujama. Korupcija ir slikta jebkurā gadījumā. Ir jādomā par uzraudzību par politiķiem, un eh, šobrīd iedzīvotāji neko tādu īsti nevar īstenot. Uh, Nu, bet gal galā Rumānijas problēmas ir jārisina Rumāņiem. Tālāk lūdzu Nikolai Kundze. Prešedinta să provoce o dez... Priekšsēdētāji. Visa diskusija par tiesiskumu, kas ir Eiropas Savienības centrā, ir ļoti svarīga, un, ja nav vadošo personu pārstāvniecības zālē, tas nozīmē, ka vai nu jūs vispār nerespektējat tiesiskumu un jūsu darbība ir tīra demagoģija, vai tad arī tas nozīmē, ka šī diskusija par tiesiskumu ir uh, uh, riskanta jums. Faktiski šī diskusija ir mm, tukša bez būtības. Un vēršoties pie komisijas, es varu teikt tikai to, ja jums būtu bijusi kaut nedaudz cieņas pret uh, Rumānijas, Rumāniju, tad jūs atzītu, ka mēs esam pieņēmuši likums, lai uzlabotu situāciju. Bet es saprotu, ka cilvēki cīnās par balsīm, cilvēki vēlas saglabot savas pozīcijas, bet ir jāsaprot, ka šāda attieksme, šāda uzvedība tikai palielina plaisu starp pilsoņiem un Eiropas institūcijām. Un tieši tādēļ mums ir jācīnās pret populismu, Tālāk lūdzu Morvai kundze. Köszönöm szépen, Jurová biztos. Paldies. Mm, atbildot komisārai Jurovai. Man būtu jums konkrēts jautājums. Jurovas kundze, vai esat dzirdējuši par Istvanu Beke no Rumānijas? Uh, viņš ir viens no cilvēkiem, kas saskaras ar uh, uh, tiesvedību pašlaik, un tas ir labs piemērs tam, kā politiķi mēģina izdarīt spiedienu uz uh, tiesu. Mēs uh, faktiski atkal izdzīvojam visbriesmīgākos uh, lielenieku laikus, kad uh, politiķi un uh, tiesības sargājušās iestādes sadarbojās, ieslodzījums un citi negodīgi, ne, nelikumīgi līdzekļi tiek izmantoti, lai sasniegtu politiskos mērķus. Manis minēto divu pilsoņu gadījumā uh, redzam skaidru piemēru, ka tiek eh, nosodīti, kriminalizēti cilvēki, kas nav darījuši neko citu, kā tikai iestājušies par Rumānijas minoritāšu cilvēkiem. Un tagad uh, viņi tiek uzskatīti par tautas ienēdniekiem. Vai jūs esat informēti par šo situāciju? Paldies. Un tagad. Monsieur Popa. Popas kungs. Domā komisār. Paldies priekšsēdētāji. Komisārs kundze. Diemžēl atkal jāsaka, ka šī nav diskusija, Eh, tas tikai ir tāds eh, festivāls, kurā visi var paust savus eh, vēlēšanu saukļus. Un tas arī tieši tas, ko šīs diskusijas iniciētāji vēlējās. Šī diskusija ir bezjēdzīga. Jūs jau teicāt, ka mēs nevēlamies tagad runāt par detaļām. Neviens par to nevēlas runāt. Mēs runājam tikai par bailēm, par bažām, par riskiem. Uh, Komisārs kundze, mums vajadzētu būt patiesi uztrauktiem un būtu jārunā par eh, pastāvošajiem riskiem, kad augsta ranga Eiropas politiķi no Briseles, no Strasbūras saka, Rumānijas tiesā mēģina norādīt, ko tām darīt. Un tas nav pieņemami. Tiesiskums nozīmē to, ka tiesām tiek ļauts darīt savu darbu. Tas nenozīmē, ka eh, tām var izvirzīt kaut kādu diktātu. Paldies, Tapadēl kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārs kundze. Sākšu ar jautājumu. Kad runājam par tiesiskumu, vai tad mēs runājam par to, ka tiek ievērotas mūsu pilsoņu tiesības un brīvības? Uh, Tas ir tas, pret ko vēršas, tas, ko mēģina panākt Rumānijas valdība. Tā vēlas izveidot tādu tiesu sistēmu, kas ir taisnīga, kur tiek ievērotas pilsoņu tiesības, kur prokurori ļaunprātīgi neizmanto savas pilnvaras. Tā ir sistēma, kurā dzīves un karjeras vairs netiek iznīcināts. Tādēļ uh, mans vēstījums visajām politiskajām grupām parlamentā, kas izmanto Rumāniju kā tikai vienu no saukļiem savā politiskajā kampaņā, uh, par jums balso, jo jūsu vēlētāji jums uzticās. Un tagad vēlēšanu kampaņas laikā ir absolūti nepieņemami noturēt vēl vienu diskusiju, uzbrūkot kādas valsts iekšējai politikai. Tas ir dubultais standarts Eiropas institīciju līmenī, kas ir pilnīgi nepieņemams. Tas, kas šeit notiek, ir tīra, tīra vēlēšanu spēle, kas uh, samazina uzticēšanās līmeni Eiropas parlamentam. Paldies, un tagad Džakno kungs. mi ehm, e greu să înțeleg cum putem vorbi. Paldies! Man ir grūti saprast, kā mēs varam uh, par kaut ko runāt, runāt par tiesiskumu, ja tas netiek skaidri nodefinēts. krimināla tiesības ir nacionālā kompetence, un pastāv ļoti lielas atšķirības starp dalību valstu tiesu sistēmām, tādēļ ļoti grūti izdarīt kaut kādus vērtējumus. Tad man jāsaka, ka šī diskusija ir tikai troksnis. Bez satura nekas vairāk. Šī ir Rumānijas nacionāla iekšēja kompetence. Es arī sagaidu, ka e Rumānijas tiesu sistēma un Eiropas parlaments not izveidos noteikumus balstoties uz Eiropas principiem, bet man ir jāpasaka, ka Rumānijā diemžēl tiesiskums nepastāv. Mums vēl joprojām ir daudz darba jāpaveic, lai mēs nonāktu pie patiesa, patiesa tiesiskuma, bet es sagaidu, ka nākamais parlaments nodefinēs, kas ir tiesiskums un ļaus to īstenot praksē. Jonas Kunze. Komisāra, kolēģi, Rumānija ir mana valsts, un kamēr vien esmu šeit, Eiropas parlamentā, kā Rumānijas pārstāve, es nepieļaušu, ka kāds izplatītu melus par Rumāniju. Rumānijā ir tiesiskums. Es atkārtošu, ka Rumānijā pastāv tiesiskums. Atsevišķas Rumānijas politiskās partijas mēģina uh, radīt pilnīgi citu tēlu sabiedriskajā telpā. Tuvojās Eiropas vēlēšanas, ir Eiropas politisko partiju intereses, kas tiek mēģinātas, eh, ko tiek mēģināts veicināt, un tādēļ Rumānijas tēls tiek pilnībā izkropļots. Uh, ir cilvēki, kas mēģina izdarīt uh, spiedienu uz tiesu sistēmu, pat gadījumos, ka trūkst uh, pierādījumu, politiķi mēdz izdarīt spiedienu uz tiesu sistēmu, uh, Uh, lai pasargātu savus cilvēkus, savu interesu cilvēkus. Kad Rumānijas opozīcijas pārstāvi norāda dažus juridiski apšaubāmus elementus, viņiem pirmkārt un galvenokārt vajadzētu izdarīt viņu pašu, izbeigt viņu pašu izdarīto spiedienu uz tiesu sistēmu. Tas, ko šodien uh, runātāji diemžēl teika pārtraukta. Gomešas kundze. Es šajā parlamentā nobalsoju par to, lai Rumānija pievienotos Eiropas parlamentā, Eiropas Savienībā. Es cīnījos pret tiem, kas vēlējās uh, kavēt Rumānijas uh, pievienošanos. Uh, tie Rumānijā, kas uh, cīnījās pret Rumānijas bērnu cilvēku tirzniecību. Es biju absolūti pret tiem. Un 15 gadus vēlāk esmu sāšotosi, ka Rumānijas prezidentūra nav pat uh, vīžojusi mums pievienoties plenārsesijā. Un esmu šokēta par to, ka Rumānija ir nelikumīgi piesavinājusi simtiem miljonus investīciju fondos. Uh, Man, es nekautrējos kritizēt Rumānijā notiekošo, un uh, es arī priecājos, ka mana politiskā grupa pret to aktīvi vērsusies. Jurovas kundze jau pareizi norādīja, ka runa ir nevis par tiesiskumu tikai Rumānijā, bet par tiesiskumu visā Eiropas Savienībā. Un ja mēs vēlamies iestāties par visiem rumāņiem, kas pieprasa patiesu tiesiskumu, mums viņi ir jāatbalsta cīņā pret korupciju. Un tagad Lopes Agilāra kungs. Paldies priekšsēdētājiem, komisāri Jūrave. Es runāju sociāldemokrāta grupas vārdā par situāciju Rumānijā, bet jāsaka, ka diskusija par cīņu pret korupciju, cīņu par tiesiskumu un pamatiesību ievērošanu ir kaut kā kļuvusi par diskusiju, kurā notiek apmainīšanās ar apvainojumiem starp tām valstīm, uh, pret kurām ir vērsta 7. panta procedūra, un uh, arī starp citām valstīm, kas uh, nav īstenojušas nepieciešamās konstitucionālās reformas. Bet ir skaidrs, ka ir nepieciešams skaidrs mehānisms, kā pārbaudīt to, kā tiek īstenots līguma par Eiropas Savienības darbību otrais pāns, kā notiek cīņa pret korupciju, kā tiek īstenots tiesiskums. Un šādas metodas izveida būtu komisijas ziņā, balstoties uz parlamentā pieņemto rezolūciju. Tas ir kaut kas, ko noteikti vajadzētu izmantot pēc vēlēšanām. Paldies, un tagad došu vārdu komisārai Jurovai. Paldies priekšsēdētāji, cienījamie deputāti. Pirmkārt, gribēju vēlreiz apliecināt, ka es pārstāvu visu kolēģiju, visu komisiju. Tas ir rēģējot uz deputāta teikto kritiku, ka Timermans kungs nav mums pievienojies. Uh, Hans ir ļoti ilgi un aktīvi iesaistījies uh, šajā ilgstošajā dialogā ar Rumānijas iestādēm, un viņš ir pēdējais, ko mēs varētu kritizēt par uh, um, bezdarbību vai pret, par uh, kaut kā negatīvu vēršanu pret Rumāniju. Komisija neiejaucas individuālās lietās gadījumos Rumānijā, reaģēt uz Grapīnī kundzes teikto. Tāds ir mūsu princips. Uh, Mēs neiejaucamies individuālos gadījumos. Mēs aplūkojam situāciju sistēmiski, mēs aplūkojam, kāda ir likumdošanas situācija. Un tādēļ arī esam reaģējuši um, tādējādi un arī tā vērtējuši nesenās likumdošanas izmaiņas Rumānijā. Pēdējais komentārs Morvejas kundze diemžēl jāsaka, es neesmu informēta par jūsu pieminētajiem gadījumiem. Es atceros gan pati vienu gadījumu, pati par savu tiesvedību 2008. gadā, kad tiku apvainota korupcijā. Tas bija ļoti, tā bija ļoti netīra politiska tiesvedība, kas bija uh, pamatota tikai ar politiskajām interesēm, un mērķis bija radīt mediju šarādi. Un Visā šajā procesā es nevienu brīdi neticēju, ka kāds tiesnesis manā valstī nosū, piesprēdīs man tiesu ieslodzījumu. Es uzticējos savas tiesas, tiesu sistēmas neatkarībai. Un beigās lieta tika izbeigta, jo nebija nekādu pierādījumu. Tā bija tikai politiska netīra spēle mēdījiem. Es ļoti labi atceros šo pieredzi, uh, Un paradoxāli, <clears throat> Rumānija bija tā valsts, kas man piedāvāja darbu. Uh, es detaļās neiedziļināšos, bet tas viss atstāja ļoti negatīvu iespēju uz manu ģimeni. Un Rumānija bija valsts, kas uh, sniedza man iespēju dalīties ar savām zināšanām, ar savu ekspertīzi. Un tad es būšu tiešām pēdējais cilvēks, kuru varētu apvainot par, par vēršanos pret Rumāniju. Bet man ir jādalās ar šo viedokli, ka mēs riskējam, ka mēs varētu nonākt ļoti bīstamā situācijā Rumānijā, ka tiek neatgriezniski mainīta tiesu sistēma, ka tiek negatīvi ietekmots tiesiskums un ka tiek apdraudēta tiesu neatkarība un objektivitāte Es ļoti rūpīgi sekoju tam, kas notiek Rumānijā, arī caur valstī specifisko rekomendāciju instrumentu. Es uh, pamanīju daudzus pozitīvus uzlabojumus, bet mani ļoti uztrauca tādas izmaiņas valstī, kas dodas nepareizā virzienā. Neatkarīga tiesa ir demokrātiskas valsts ļoti svarīgs pilārs. Tas ir kaut kas, kas tiek attīstīts vairāku desmitgažu garumā. Daudzas valstis ir izgājušas cauri šim procesam, lai nonāktu pie neatkarīgas uh, sistēmas, un uh, neatkarīga tiesu sistēma ir neatņemama demokrātijas daļa. Bet to var iznīcināt burtiski vienas dienas laikā, un par to arī komisija ir nobežījusies Rumānijas sakarā. Diskusija turpinās. Es piekrītu tiem, kas teica, ka Rumānija un Rumāņi ir pelnījuši ko vairāk. Mēs vēlamies palīdzēt Rumānijai. Diskusijas uh, turpinās. Es ceru, ka mēs tās turpināsim arī politiskā līmenī, kas ļaus mums turpināt pozitīvu dialogu, kas novedīs pie pozitīvām izmaiņām un kas atkal uz, nostādīs Rumāniju uz pareizā ceļa. Paldies, Pāvela kungs! Atvainojos. Es jums nedēvu vārdu, jūs ieradāties pēdējā brīdī. Jūs nevarat uh, uzdot zilās kartītes jautājumu Jūravas kundzei. Lūdzu, nerunājiet bez mikrofona, saka priekšsādātāji, tas ir bezjēdzīgi. Jums vajadzēja ierasties tikai nedaudz agrāk, plenārsēžu zālē. Diskusija tagad ir noslēgusies par šo jautājumu, un tagad pilnībā mainīsim uh, tēmu. Darba kārtībā tagad mums ir kolektīvie ieguldījumu fondi. Klīnca kunga ziņojums par kolektīvu ieguldījumu fonda pārobežu izplatīšanu. regulas priešlikums. Klinca kungs gan vēl nav ieradies. Un tādēļ tagad došu vārdu Dombrovska kungam, kurš šķiet neklausās mani. Dombrovska kungs, vārds jums. Madam Chair. Priekšsēdētāji, godātie deputāti, Ieguldījumu fondi nodrošina iespējas Eiropas iedzīvotājiem ietaupīt līdzekļus nākotnē, un tie ir arī nozīmīgs instruments, lai novirzītu ietaupītos līdzekļus ekonomikā un finansētu Eiropas uzņēmumus. Bet eh, šobrīd šie ieguldījumi tirgi ir galvenokārt nacionāli. 70% no ieguldījumu fondiem tiek tirgoti tikai iekšzemes tirgos, un UCITS eh, daļa ir zema 37%. Savukārt alternatīvo ieguldījumu fondu gadījumā šī tirgus daļa ir vēl zemāka - tikai aptuveni 3%. Nu, daļai tas ir tāpēc, ka ir dažādi regulatīvi šķēršļi pārobežu fondu izplatīšanai. Komisija ir ierosinājusi pasākums, kā šos šķēršļus mazināt un kā uzlabot eh, tirgus darbību attiecībā uz ieguldījumu fondiem. Mūsu mērķis ir vienkārši. Mēs gribam, lai fondu pārvaldnieki visur Eiropā varētu fondus tirgot visā savienībā, nodrošinot atbilstošu investoru aizsardzību. Gribam samazināt administratīvo slogu un uzlabot skaidrību fondu pārvaldniekiem, kur vēlas fondus izplatīt uh, citās valstīs. Gribu teikt paldies referentam Klincam un arī ēnu referentiem par viņu ieguldīto darbu, lai censtos virzīt šo dosē uz priekšu raiti. Un runātājs tiek pārtraukts. Nu šķiet, ka ir problēmas ar tūkojumu. Varbūt somu valodā? Petikainēns kundze. Jā, angļu kanāls nav angļu valodā, tur kaut kāda cita valoda skan. Lūk, tāda tā problēma. Nu jā, tas um, nekur nedar. Vajadzētu katrā kanālā skanēt attiecīgajai valodai. Varbūt kāds varētu paklausīties, vai tagad angļu valoda skan angļu kanālā. Lūdzu, Dombrovska kungs, varat turpināt. Labi. Nu, tātad vēlreiz eh, gribētu apsveikt jūs ar to, ka esat tik ātri panākuši politisku vienošanos ar padomu trialogu sarunās. Komisija atbalsta panākto vienošanos, tur ir pareizais līdzsvars starp pārobežu fondu izplatīšanu un investoru aizsardzību. Viens piemērs šim te ļoti rūpīgi līdzsvarotajam līdzsvaram fondu pārvaldnieki var veicināt eh, jau pastāvošos fondus jauniem ieguldītājiem bez nepieciešamības atbilst visiem mārketinga noteikumiem. Te pašā laikā ir ieviesti drošības elementi, lai nodrošinātu labu praksi un novērstu iespējamos pārkāpumus. Un es ceru, ka rīt arī balsojumā tiks apstiprināts šis ļoti būtiskais elements kapitāla tirgus savienībā. Paldies vārds Lamasūra kungam no ETP divas minūtes madame euh, le président, monsieur le commissaire. Paldies, priekšsēdētāji. Un paldies arī komisāram. Gribētu apsveikt eh, sarunu vešanas komandu un tāpat arī Klīnca kungu kā referentu ceru, ka viņš kur katru brīdi ieradīsies. Apsveicu visus ar panāktajiem rezultātiem, par ko rīt arī balsosim. Šis ir ārkārtīgi būtisks dosie, lai noslēgtu kapitāla uh, tirgu, kā jau skaidroja arī Dombrovska kungs. Nonācījošā nu, komisija, grib izmantot izdevību un apsveikt eh, viņus ar paveikto, ir eh, paudus vēlmi nāklējā ļoti mērķētiem pasākumiem, lai risinātu šķēršļus eh, pārobežu fondu izplatīšanā. Vienošanās, ko panācām ar padomi sarunu gaitā, šķiet gana labi līdzsvarota un apmierinoša. Uh, tiek ņemta vērā lielākā daļa parlamenta aktualizēto jautājumu, jo īpaši jau, piemēram, denotifikācijas procedūrai būtu jākļūst realistiskākai, būtu jālikvidē šķēršļi, kas nekam īsti nekalpoja, un arī jāatbrīvojas no nevajadzīgiem sliekšņiem. Runājot par tirzniecības prasībām, kas tika attiecināts uz pašreizējiem fondiem, un tagad šīs prasības ir padarītas racionālākas. Tas būs efektīvāks instruments, labāk piemērots tam, ko mēs visi cenšamies panākt. Ir jāizvairās no tā, ka varētu rasties kaut kādi jauni kropļojumi. Ir ja tīpaši jau, ja runa būtu par trešo valstu tirgu spēlētājiem. Ja mēs runājam par Eiropas iestādēm, tad eh, jāsaka, ka dažkārt valda zināma neapmierinātība ar to darbu. Bet es domāju, ka kompromiss, kas ir panākts ar parlamentu aktīvu līdzdalību, ļaus eh, Eiropas eh, vec, beidzot izveidot Eiropas vērtspapīru un tirgu iestādi. Tā varēs labi darboties un līdz ar to arī kapitāla tirgus savienība varēs darboties. Paldies tālāk Delvo, es un D vārdā. Und Euh, paldies! Euh, es gribu teikt paldies euh, visai komandai, jo īpaši jau ziņotājam Klinca kungam. Viņš tiešām efektīvi darbojās um, debatēs un arī trialogā, un tā rezultātā mēs esam varējuši šo dosjē noslēgt uh, vēl mūsu sasaukuma laikā. Un tiek veicināti pārobežu ieguldījumi. Šobrīd Eiropas fondi galvenokārt eh, darbojas iekšzemes tirgos, tātad eh, tiem ir nacionāls raksturs. Un eh, arī daudzu, daudzi fondu pārvaldnieki ir atturīgi darboties jaunos tirgos. Līdz ar to ieguldītājiem sarūka pieejama izvēle. Eiropai ir ārkārtīgi nepieciešami ieguldījumi un kapitāls ekonomikas finansēšanai, un tāpēc arī ir ticis iesniegts šis priekšlikums, kas mazinās šķēršļus un palīdzēs īstenot Eiropas Savienības potenciālu, nodrošinot ne, nepieciešamos apstākļus, kas ļautu arī vieglāk pamest kādas dalībās tirgu, ja fonds tur nedarbotos veiksmīgi. Un tāpat ir iespēja arī informēt uzraugošās iestādes attiecīgajā dalībvalstī, lai tās varētu īstenot savas uzraudzības funkcijas, nu, un tiktu nodrošināta arī atbilstoša informācijas apmaiņas starp dažādajām nacionālajām uzraudzības iestādēm un Eiropas iestādēm. Tas ir ārkārtīgi būtiski, lai nodrošinātu informācijas apmaiņu un uh, aizsargātu ieguldītāju intereses. Tās bija mūsu galvenās bažas. Šajā kompromisā ir eh, nodrošināts tas, ka fondu pārvaldnieki var tik tiešām mm, atbilst informācijas prasībām. Eh, pat tad, ja ir pamatuši kādas vienas dalībvalsts tirgu. Runājot par eh, prips, mēs negribējām divu gadu termiņu pagarinājumu attiecībā uz PVKIU. Uh, pirms tas tiktu piemērots. Bet es aicinātu komisiju tomēr pātrināt darbu, tā lai nebūtu divu gadu ierobežojums pārvadam vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem. Paldies tālāk, lūdzu, Marijas EKR vārdā. Viena minūte. Paldies priekšādātājiem! Eiropas kapitāla tirkus attīstīšana ir ārkārtīgi svarīga, tīpaši laikā, kad banku sistēma pati uh, nevar nodrošināt nepieciešamo likviditāti, kas ir priekšnosacījums regālai ekonomiskai izaugsmēji. Nu, tieši tāpēc uh, kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu var spēlēt ļoti būtisku lomu, piedāvājot miljoniem eiro vērtu finansējumu, bet tai pašā laikā šie nav fondi, uh, kas atspoguļo reālo ekonomiku. Nereti tā ir tā sauktā kazino ekonomika, tāpēc tik tiešām ir nepieciešama pilnīgāka kontrola un uzraudzība. Protams, ka mums ir jāveicina pārobežu ieguldījumi, bet ir jāpārliecinās, ka uzraudzības iestādes spēja atbilstoši uzraudzīt situāciju. Un ir iespēja pārbaudīt to, ka tik tiešām šie fondi investē reālā ekonomikā un ka ieguldītājiem ir nepieciešama aizsardzība. Uh, Paldies, Gerhoda kungs, CTP e pusotra minūte. Jā, vielen dank, Frau Prezident. Paldies, priekšsēdētāji. <clears throat> Šie jaunie noteikumi, ar kuriem mēs vienkāršojam investīcijas fondu pārobežu izmantošanu, ir tiešām nākamais nozīmīgais solis, lai Mm, jau mēs pārredzam šķēršļus un kavēs iekšā tirgu. Mēs līdz ar to uzlabojam komunikāciju, caurskatāmību un veidojam tādu būtiski integrētāku tirgu. Šī konkurences pieaugums ļauj finanšu pakalpojumu sniedzējiem uh, saglabāt līdzinējo jau plašo spektru un vēl pat vairāk to uzlabot. Un tas noteikti arī uh, uzlabos arī finansēšanas iespējas gan katram individam, gan arī uzņēmumiem un īpaši ieguvēji būs mazie vidē uzņēmumi. Šajā gadījumā es tiešām neuzrunāju jūs tā kā obligāti finanšu un, un investīciju politiķis, bet drīzāk arī attīstības sadarbības jautājumu politiķis. Un mēs tiešām vēlamies šo jautājumu arī attīstīt vēl tālāk, lai tas būtu ieguvums arī mūsu partneriem. Un papildus es to redzētu arī kādu pienākumu maziem vidiem uzņēmumiem, visiem partneriem rūpēties par šādu pārobežu ciešāku sadarbību. Un Es ceru, ka arī tiešām tieši mazie vidēji uzņēmumi aktīvi izmanto šo priekšlikumu. Tātad, kā mēs nodrošinām arī piekļuvi kapitāla tirgumu? Nu, lūk, uzņēmumiem tiks atvieglots iespējas uh, rast finansējumu tur, kur tas ir visizdevīgāk, arī pārvar dažādu veidu robežas un uh, šķēršļus. Un līdz ar to um, arī šie ieguldījumu fondi iegūst tādu savu starpnieku lomu uh, vēl, vēl spēcīgāk. Paldies! Paldies, vārds Gila kundzei, uz vienu minūti. Priekšādātāji, pirmkārt jau ļoti skumjas ziņas par ugunsgrēku Notredam katedrālē. Tā ir tiešām burvīga ēka. Runājot par pārobežu ieguldījumu fondiem, ir ļoti daudz nacionālu raksturu barjeru. 43 triljoni eiro un tikai 17% tiek turēti fondos, kas tiek izplatīti startautiski. Tikai 7% no PVKIU un 3% no alternatīvajiem ieguldījumu fondiem šobrīd ir reģistrēti izplatīšanai vairāk nekā trijās dalībvalstīs. Tādējādi, nu, kapitāla tirgus savienība ir tāds diezgan uh, tukšs jēdziens. Beidzot, mēs varēsim daļu no šiem šķēršļiem likvidēt, uzlabot caurskatāmību un uh, atbrīvoties no pārāk smagnējiem nacionāliem noteikumiem. Ieguldītājiem ir nepieciešama plašāka izvēle un labāka aizsardzība. Es tiešām aicinīgi vērtēju šo reformu, tas ir ļoti būtisks solis, bet lai nodrošinātu to, ka, piemēram, portugāļu ieguldītājs varētu droši investēt kādos Latvijas produktos, ir jāstrādā vēl vairāk, lai mazinātu maksājumās nodevas. Mans jautājums vicepriekšsēdētājam ir, vai ir kādas ieceras lielākai caurskatāmībai un nodevu ierobežošanai. Paldies! Madame Petikainen, pour une... Petikainenes kundze, viena minūte, lūdzu. Mums ārkārtīgi trūkst riska kapitāla un arī līdzekļu, kas nāktu no kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem. Nu, kā jau mana kolēģe Nina Džila teica, uh, Ja mēs to visu salīdzinām, piemēram, ar uh, ASV vai Āzijas valstīm, nu mūsu situācija ir absolūti muļķīga. Dalībvalstis nosaka atšķirīgus noteikumus, uh, ir dažādas uh, struktūras, tirzniecības noteikumi ir nepārskatāmi, nu, un ieguldītājiem nav īsti iespējas tik tiešām būt par kapitāla tirgus dzīnuli. Tāpēc es ļoti atzinīgi vērtēju šo dosie, kurš palīdzēs noteikt skaidrākus noteikumus eh, pirms tirzniecības un tirzniecības regulējumam, un tādējādi tiktu arī uzlabota patērētāja aizsardzība. Turpmākie soļi būtu tāda pilnvērtīga Eiropas līmeņa uzraudzība un lielāka caurskatāmība attiecībā uz izmaksu struktūru. Paldies! Kovērna kungam bija četras minūtes, bet viņa zālē nav un neviens nav arī pieteicies brīvā mikrofona procedūrai. Nu tad lūdzu vārds atkal komisāram Tombrovskim noslēgumu vārdiem. Priekšādātāji, godātie deputāti. Es vēlreiz gribētu teikt paldies eh, ziņotājiem Klīncam un arī ēnu referentiem par viņu ieguldījumu. Ar nepacietību gaidu rītdienas balsojumu, kurš cerams bruģēs ceļu tam, lai šo dosjē ļoti ātri pieņemtu aptuveni 440 miljoni eiro tiktu ietaupīti um, dažādajās izmaksās uh, fondu pārvaldniekiem. Tas uh, veicinās uh, ieguldījumu fondu tirgu attīstību un galu galā arī investoriem būs lielāka izvēle par mazāku cenu. Paldies! Merci beaucoup. Le... Paldies! Esam noslēguši šīs debates. Rīt notiks balsojums. Un varam ķerties pie nākamā punkta. Man gan nav pieejams runātāju saraksts. Runātāji šķiet vēl ir ceļā, tāpēc aicinu visus būt mazliet patē, pacietīgiem, kamēr uh, sagaidām nākamo debašu dalībniekus. madame Petikainen, j'avais vu monsieur Hökmark. <laughs> nu, es teicu, jā, mm, lūk, jā, Hökmark kungs ir ieradies, tad, tad Zebel kungs, aha. Labi, tad mēs uzsāksim lielās kopīgās debates par um, banku reformu. Un Zīmolkungs ir sagatavojis savu ziņojumu, tāpat arī Hokmārkungs par Mm, zaudējumu apsardzības rekapitalizācijas spēju kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un tāpat arī, arī Okmārka kunga otrs jautājums - direktīva par kredītiešanu un ieguldījumu brokeru sabiedrību zaudējumu apsardzības un rekapitalizācijas spēju. Nu, lūk. Labi, un tad reiz došu vārdu Simona kungam. Paldies, priekšsādātājs kundze, godātie kolēģi, cienītās kolēģis. Pirmkārt, paldies jums par lielisko sadarbību, ko mēs esam veikuši, nu, jāteiksim, pat divu ar pus gadu garumā. Divu ar pus gadu, kuras iezīmē tiešām līdzsvarot interešu pārstāvniecība, ņemot vērā mūsu ļoti atšķirīgo pieeju un izpratni par šiem jautājumiem. Par to, kā mēs veidojam drošāko Eiropu, kāpēc banku krīzes, ko piedzem 2008. gadā, uh, kurā zaudējam, kas man ir 200 uh, miljardus mm, e, eiro mūsu iedzīvotājiem, kā mēs no tādas pieredzes varētu izvairīties nākotnē. Un tad vēlētos pateikt Svenam Gigoldam, Ešlem Foksam un daudziem citiem referentiem, un īpaši arī šobrīd visiem darbiniekiem, kas strādā Eiropas komisijā, un paldies arī vicepriekšsādātājiem Dobrovskim. Mums tiešām laimējies, ka komisija tik svarīgās sarunās, svarīgos brīžos kopā ar saviem darbiniekiem. Tiešām strādāt dienu un nakti, tieši tā. Un vēlamies viņiem, vēlos viņiem par to pateikties, lai mēs tiešām panāktu visu iespējamo labāko kompromisu. Un lūk, tas ir arī atspoguļojis rezultātā. Mēs tā redzam banku uzraudzības jautājumā un īstenošanā, īstenojot to, ko mēs redzam, ko pieprasa Bāzeles konvencija, mm, Bāzeles komiteja, mēs esam nodrošinājuši svarīgākos jautājumus, ka līdz šim nebija. Mēs esam nodrošinājuši viru mehānismu skaidri pasakot, ka bankām ir jāierobežo viņu parādu apjoms un e, gal galā jānodrošina arī pašu kapitāla zemākā robeža, vismaz kā minimums. Tāpat arī nosakot arī maksimālās robežas banku spekulācijām, tāpat arī runājot par ilgtermiņa likviditāti un maksāšanas spējām, nosakot, kādā veidā ir jāievieš struktūrālā likviditātes kvotā. Tāpat arī nosakot arī tielāk standārts, kas ļauj uh, um, jau bankrotējošām bankām nākotnē skaidri noteikto sanācijas kārtību, par kuru nemaksā ne centa nodokļu maksātājs. Un tie visi ļoti nozīmīgi jautājumi, bet īpaši tieši tādēļ, ka pirmo reizi mums izdevās um, izveidot tāds noteikums ne tikai kā tiešo reakciju uz finanšu krīzes mācībām, bet vēl pat tālāk panākt tādu jau arī tiltu un uz nākotni, tiltu, ko mēs veidojam lai nākošā gadā mēs nodrošinātu, ka patiešām ir vienoti konkurences noteikumi Eiropā visām bankām. Un nevis tā, ka vienkārši noteikti vienus noteikumus visiem, bet patiešām diferenciāciju ievērojot. Iepriekš mums tas neizdevās. Mums nesapratām, ka mazās bankas, kurām nav, kas nerada milzīgus riskus, no tām nevar prasīt tādus pašus noteikumus piemērot kā lielajām milzīgām risku bīstamajām bankām. Uh, Mēs iepriekš domājām, kā vienkārši jāpievērā visiem vienot noteikumi, bet tas nav nepieciešams. Ir jāskatās, kādus riskus konkrētā banka rada, un tad ir jāatbrīvo mazās bankas no nevajadzīgas birokrātijas. Paldies visiem kolēģiem, kas spēja par to vienoties un saprast, ka visas bankas, kas ir mazākas par 5 miljardiem, un kas spēja pierādīt to, ka viņam radītie riski ļoti zemi, nu, ka viņas var baudīt milzīgus birokrātiskos atvieglojumus, nu, līdz ar to šis jautājums vairs nebūs aktuāls Uh, uh, un uh, līdz ar to mums nebūs jāatdzird, ka um, mazās bankas birokrātijas spiediena rezultātā ir spiests apvienoties, saplūst ar lielajām vai izveidotos kaut ko lielāku, jo savādāk tā birokrātija viņam nav paceļama. Lūk, šis jautājums tā ir tiešām risināts. Un mēs tālāk runājam par Eiropu šo kopīgo iestādi, kas rosina uzticību bankām. Piemēram, domāt arī par daudziem jautājumiem, kā piemēram pirmdienās, otrdienās, trešdienās šos pieprasījumus bija jāiesniedz citām iestādēm, un ceturtdienās atkal varēja sākt strādāt pa vecām. Nu, tās ir izmaiņas. No otras puses mēs redzam, ka diferenciācija šajā jautājumā un arī bīs, banku risku profils ir tiešām jāatzīst un jāprofilējās. Un to mēs esam skaidri ierakstījuši. Uh, Tas ir skaidri atspoguļots mūsu darbā, arī sadarbībā ar Eiropas komisiju. Daudzās smagās sanāksmēs mums tas ir tiešām izdevies panākt šādu rezultātu, un par to jums pateicos. Paldies jums visiem, godātie kolēģi un darbinieki, un īpaši arī komisijas darbiniekiem. Paldies! Paldies, Tālāk, Hokmārk kungam vārds lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Godātais komisāra kungs, kolēģi! Pirmkārt, vēlos pateikties visiem kolēģiem, arī komisijai un padomēji par lielisko sadarbību un mūsu rezultātu, ko esam panākuši. Atskatoties banku krīzi, skatot, cik sarežģīta bija likumdošana daudzos jautājumos, mums tomēr izdevies veiksmis, veiksmīgs risinājums. Pirms gada uh, Kad mēs šo jautājumu tiešām bijām nonākuši tādā karstākajā kustugunī, tad mēs spējam to sadalīt un noteikt, kas ir MRL prasības un tālāk prasības. Un arī banku sanācijas noregulējuma kārtība, kas tika apstiprināta 2014. gadā, iekļauj šajā kopējā risinājumā. Viens no būtiskajiem mērķiem, kurus mēs vēlamies panākt, ir mainīt vispār filozofiju banku nozarē. Mēs vēlamies skaidri pateikt, ka tie ir kas ir banku īpašnieki vai investē bankās, ka viņi reizē arī uzņemas pilnu atbildību krīzes situācijā. Un tādēļ arī skatot, ka šis ir bridge banks, eh, tilta banks un banku apvienošanas procedūras, mēs skaidrātinām šo procedūru. Pasakot, ja jūs esat investējuši bankā, jūs arī uzņemties pilnus riskus ar iespēju zaudot pilnīgi ieguldīto savu pašu kapitālu. Un tie bija būtiski principi, un tā rezultātā esam panākuši divas nozīmīgas lietas. Pirmkārt, visiem skaidri pasakām, šis signāls ir skaidrs, ir riskēt, un jūs arī līdz to apzināties seks. Otkārt, jūs rīkoties tieši tik riskanti vai droši, apzinoties, ka varu pašiem nāksies par to maksāt. Un tas ir bijis nozīmīgs uzstādījums Un mūs jau kopš likumdošanas darba paša sākuma mēs esam darījuši visu, lai nodrošinātu arī šo tēlāk normas par kopiem zaudējumu absorpcijas spējām. Nebūtu nekauks tāds tikai atruna, bet reāls noteikums, kas nozīmē to, ka jebkurš bankas kapitāls, tātad viss, kas ir bankā, ir līdz ar to pirmkārt jāizmanto bankas noregulējumam, nevis jāpieprasa naudu ārpus no nodokļu maksātājiem. Tāpat arī tas nozīmē, ka mēs esam nodrošinājuši labākus noteikumus, kā vispār iedarbināt un piemērot tēlāko nemerēlu. Un no parlamenta puses mēs nosakam šos mehānismus, kā mēs pasakām, ka mēs nesodām bankas, kurām ir noteikti paškapitāls lielā īpatsvarā, bet ka mēs nosakām minimālās tādas paškapitāla un atbilstīgo saistību minimuma prasības. Lūk, to mēs esam panākuši. Un um, šobrīd, ja es varu tiešām tā teikt, nu nekad nav bijusi tik laba šī situācija, lai, ja ir iespēja banku tomēr sanēt, glābt, uh, nu tad to var izdarīt arī krīzes situācijā. Ir atrunāta šī kārtība, mēs to veicinām, atvieglojam, Un vienlaiks arī skaidri pasakām, ka ir lielāka skaidrība un signāli. Tirgus uzreiz uzņem šos brīdinājumu signālus, un līdz to bankai ir mazāk iespēja nonākt vispār šādā krīzes situācijā. Un tādēļ, ja kurš, kas ir gatavs ieguldīt bankā, apzinās, ka jūs arī riskējat. Bet vienlaikus mēs nodrošinām skaidru, ļoti diferencētu uzraudzības mehānismu, uh, kas ļauj izsekot bankas darbībai un piemērot LR un MRL prasības. Paldies tiešām visiem par ieguldīto darbu. Komisija tas nozīmē milzīgu ieguldījumu. Mums ir tāds ļoti labs pamats, lai jau varētu izveidot patiesu banku savienību un līdz to attīstīt Eiropas ekonomiku. Paldies! La parole est à vous, Monsieur Dombrovskis. Lūdzu, Dombrovska kungs. godāti deputāti. Banku um, mūsu kopējais priekšlikums jau komisija tika apstiprināts 2016. gada novembrī. Un šis priekšlikums tieši balstījās uz līdzinējiem banku noteikumiem, ņemot vērā, protams, arī pieņemtos krīzes laika noteikums, un komisija to visu apkopojot, izanalizējot, piedāvāja arī jaunu paketi, ņemot vērā mūsu starptautiskās saistības un starptautiskos standartus. Uh, Vienlaiks nodrošinot, ka bankas tur ir e, spēj sniegt atbalstu reālajai ekonomikai. Tālāk 18. gadā arī risinot tālāk sarunas arī ar trim rotējošām prezidentūrām un Eiropas parlaments iesaistījās šajā jautājumā, protams, un līdz to mums izdevās panākt arī politisko vienošanos. Un es vēlētos pateikties jums, godātie deputāti, par to, ka jūs aktīvi iesaistījāties sarunās un virzījāt šo jautājumu tālāku izskatīšanu un arī, arī apliecināt savu politisko gribu, un īpaši vēlos pateikt līdz to Simonu Hokmarkungiem. Jūsu darbs bija ļoti svarīgs, lai vispār panāktu šo vienošanos. Parlaments patiešām uzlaboja sākotnējā komisijas priekšlikumu vairākās vietās. Tad jūs norošina šos arī papildus elements, kas sākotnēji nebija iekļaut arī par ilgspējīgu finansējumu un cīņu pret nelegāli iegūto līdzekļu legalizāciju. Un arī mēs redzam šeit nopietni pasākumu, lai stiprinātu banku izturības spēju. Un tad ir skaidri arī tā kāds drošības garantijas, kas ir noteikts arī kā pretsvaru mehānismu un arī nodrošina um, neto tātad šo pašpakapitālu kā prasības ar attiecību pret uzņemtiem riskiem. Uh, un attiecību gan arī skaidrā atrunā kārtība par banku uzraudzību un arī nosaka vienlaikus uzraugiem arī lielāku elastību, lai precīzāk atpazītu un piemērotu mm, šos makro nelīdzsvarotības riskus. Un vienlaikus nākamais solis ir skaidrs, ka mm, jāpiemēro noteikumi bankām, kad tās nonāk krīzes situācijā. Arī līdz to šīs kopējo zaudējumu absorpcijas eh, spēja ir saskaņā ar globālajām iestādēm, un līdz ar to uh, Tas ir kopā ar noteikumiem, harmonizētā veidā ar MRL prasībām, kas ir par pašu kapitālu un atbilstību saistību minimālajām prasībām, un nosakot arī konkrētos buferus, kas ir, ir jāuzkrāj, lai varētu tos piemērot banku noregulējuma situācijā un līdz to novērstu negatīvo ietekmes pārmešanos uz citām bankām un vispārējo kapitāla tirgiem. Uh, Nu, šajā paketē arī pievēršamies daudziem citiem jautājumiem, kas ir tieši saistīts ar reālās ekonomikas finansēšanu. Tad mēs uzlabojam banku aizdošanas spējas, e, tieši stimulējot ekonomiku, arī veicinot aizdevumus maziem vidējiem uzņēmumiem un dažādiem projektiem. Lūk, šie būtiskie aspekti, kas iet kopā arī ar Eiropas kopējo izaugsmas un darbvietu radīšanas darbkārtību un tādēļ nodrošinot skaidrāku kārtību banku darbībai, nodrošinot samazinājumu birokrātiju mazākajām bankām, jeb ar mazāku risku strādošām bankām, un arī varojot vienotus standārts. Mēs tomēr nodrošinām arī skaidrus alternatīvas mazajām bankām. Šī pakete arī ņems vērā arī daudzos citus riskus, plašāk izpratnē, domājot gan vidas, gan sociālos riskus, uh, un nosacīs, piemēram, obligātās prasības lielajām sarakstā iekļautām bankām, ņemt vērā arī apzināties vides un sociālos riskus. Un visbeidzot, apzinoties arī nesenos naudas atmazgāšanas skandālus, tad mēs piekļuvām arī papildus jautājumus par informācijas apmainīšanu ar MRL uzraudzības iestādēm kopā ar Eiropas Banku uzraudzības iestādi saskaņā arī ar noteiktiem pārskatiem, nu, tie ir tie nozīmīgie soļi. Tātad kopā šīs pakote, pakotne e, ir vainagojums Eiropas mēroga iznotēm nopietnē reformai, un tā rezultātam bankām ir jābūt stabilākām un noturītspējīgām. Un mēs samazinām arī šos riskus, un tādēļ arī skatām, kā varam dalīties ar šiem riskiem. Tad nosaukot arī e, skaidrus garantijas, arī vienotām noregulējumu fondam, un ceram arī, ka tāpat arī tu piemērosim depozītu Mm, fondam schēmai. Paldies! Tālāk uzklausīsim grupu pārstāvis un sāksim ar Karas kungu. Paldies, priekšstādātāji! Paldies, vicepriekšstādātāji, arī un paldies katrā ziņā Pietram Simonam Gunam Hekmarkam, visiem ēnu referentiem, komisijai un arī mūsu visiem darbiniekiem. Mums kopā. Uh, ar šo jauno soli mm, banku noteikumiem ir izdevies spērt nozīmīgu soli jau virzoties uz Eiropas Banku Savienību. Mēs redzam, ka tev mm, izdevies ar vislielāko efektivitāti samazināt birokrātiju un kāpināt efektivitāti Eiropas banku darbībā. Un mēs esam balstījušies vairākiem svarīgiem punktiem. Pirmkārt, nodrošinot arī prasības investoriem, kuri īpaši ir atbildīgi par struktūrālajiem šiem izaicinājumiem Eiropas banku darbībā. Otkārt, nodrošinām skaidru proporcionalitātes samērīguma, kur mēs sakam, kas ir mazās, eh, nesarežģītās bankas, un arī skaidri nosakam šos kvalitatīvos kritērijus. Treškārt, mēs arī izveidojam uzlabotu uh, administratīvo kārtību, kā atvieglojumu administratīvos pasākumus, tātad nosakām līdz to, ka 200% mērogā samazinām šos izdevumus bankām. Ceturtkārt, mēs piedzīvam arī vēl lielāku atbalstu reālai ekonomikai, arī ņemot vērā MVU faktoru, no, virzot tam no nevis 1,5 jau, bet gan 2,5 miljardus eiro. Tālāk šis noregulējums un noteikumi reizē ir pārbilde digitalizācijas izaicinājumiem un par ieguldījumiem programmatūrās. Un seškārt, uh, šie dubultā ziņošanas kārtība tagad jau tiek atcelta, jo mums ir ziedots vienotais Eiropas reģistris, ziņošanas reģistris. Līdz ar to mums, ņemot vērā, kā mēs ar šo soli stabilizējam Eiropas finanšu tirgus un vienlaikus arī, arī aizsargām mazās bankas. Līdz ar to mēs esam spēcinājuši Eiropas pozīcijas eh, finanšu tirgos un šajā gadījumā esam panākuši nozīmīgu uzlabojumu. Paldies visiem par izcilo sadarbību! Paldies! Um, došu vārdu arī Bereškundzei. Bet es arī tieši vēlētu saprot, jūs arī vēlaties izteikties par ugunsgrēku Parīzē, kas skar pasaules un tiešām tādu kultūras mantojumu. Bereškundz, lūdzu. Jā, nu, dažkārt tā ir, ka mēs atrodamies Eiropas parlamentē, vienlaikus kā um, Notre-Dame griestī e, var iebrukt. Vai nu mēs tam esam ticīgie vai neticīgie. Tas tomēr ir mūsu visu civilizācijas simbols, kas šobrīd e, draud pazust. Lai arī ne, nepieskaidroju sevi pie ticīgajiem, vienalga tas man ļoti, ļoti satrauc. Ja mēs runājam tagad par banku reformu, pirms šie pasākumi tika pieņemti, mēs apskatījāmies uz starptautisko pieredzi un Eiropas finanšu krīzi un banku krīzi, tā arī Bāzels komitejas darbu un vispārējām stabilitātes prasībām, lai skaidri atrunātu to, ka arī mēs nodrošinām skaidri tādu izturību banku sistēmā. Un arī domājot par tieši banku noturību, uh, Mums ir ļoti svarīgi, lai mēs saprastu, kā dalām šīs bankas, kas ir globālās, sistēmiskās bankas, globālā mērogā un mazākas bankas. Es piedošanu, es tādu nespēju runāt. Jā, es jums došu vārdu vēlāk. Tagad paketkungs. Monsieur Paquet. Voilà. Monsieur Paquet? Oui, c'est... Je... Pardon, excusez-moi. Je... Paquet kungs, jūs esat... Nē, es jūs nepamanīju. Jums tagad tad, tad, lūdzu iespēju izteikties. Uh, Paldies! Protams, tas ir ļoti svarīgi, lai mūsu banku nozares riski tiktu kontrolēti, lai tiktu paredzēti nepieciešamie buferi un drošības tīkli, lai ļautu pārvarēt krīzes. Mēs nevēlamies atgriezties pie tādas situācijas kā pirms desmit gadiem, kad pēc finanšu uh, krīzes mēs nonācām ļoti smagā recesijā. Mēs esam ļoti apmierināti ar reformu, lai gan uzskatām, ka šīs starptautiskās prasības varētu bijušas striktākas. Kas ir vissvarīgākais, ir nevis jaunās, jaunie noteikumi par uzraudzību, bet um, redzam, ka ir tādi paslēpti problēma jautājumi dalībvalstīs, kas vēl īsti nav atrisināti, un vēl joprojām dalībvalstīm ir milzīgi parādi, kas uh, apdraud šīs valstis. Gribēju dot vārdu Natālas kundzei, bet šķiet, ka viņas zālē nav. Un tagad lūdzu Šīrdevana kungs pusotru minūti goja vārdā frau präsidentin werte kolleginnen und kollegen! paldies priekšsēdētāji cienījamie kolēģi! pēc uh, tam, kad vai jāgālābi bankas ar nodokļu naudu pēc finanšu krīzes, ir skaidrs, ka dalībvalstis nevēlas vairs izdot nodokļu līdzekļus banku glābšanai, un tieši tādēļ arī uh, gan jāatzīst, ka diemžēl nav sasniegt šie noteiktie mērķi jaunajā ierosinātajā direktīvā, un tagad uh, tiek uh, paredzēti dažādi sarežģīti kapitāla tirgus uh, noteikumi, regulējumi, lai uh, pasargātu banku nozari, un uh, tad mēģinot. Uh, nošķirt dažādas problēma jautājumus uh, uh, mums ir uh, jāizvairās no riskantām situācijām, kad apvienojas milzīgi uzņēmumi, kad tiek uzskatīts, ka varbūt viņi būtu pārāk lieli, lai uh, tie nonāktu bankrotā, bet uh, ir skaidrs, ka arī vērojot situāciju ar Vācijas lielajiem koncerniem, ir skaidrs, ka uh, jaunu Ferrari no diviem veciem Volkswageniem neuztaisīs. Uh, Pēdējos gados esam redzējuši praksē, kas ir tas, kas mums ir nepieciešams. Un krīzes brīžos esam arī pieredzējuši, kāda ir, kāds ir rezultāts, ja paredzētie likumdošanas priekšlikumi nedarbojas miera laikos, tad kā lai tie darbojas krīzes laikā. Un tagad Gigolda kungs zaļo grupas vārdā. priekšsēdētāji. Nu, manuprāt, šīs debatas ir gandrīz aiz sirreālas. Notre Dame. Über Bankenregeln sprechen. Tā kā Notre Dame šobrīd jau ir. Um, Kultur in Europa. Tā kā Notre Dame šobrīd ir ugunīs, mēs runājam par bankām. Mēs nevaram par to darīt. Mums ir jārunā par Eiropas citu simbolu, kas ir tiešām Eiropas kristietības simbols. Es ceru, ka ugunsdzēsēji, kas tā darbojas, nu necietīs paši ugunsgrēkā. Tā ir milzīga traģēdija Eiropas kultūrai šobrīd, kas norisinās. Un līdz ar to šī diskusija nu, ir tiešām vienkārši traka. Paldies! Madame Nartagal, vous êtes, pardon aussi pour la prononciation, vous êtes arrivée. Nadagāls kundze ir ieradusies, atvainojās, ka varbūt netaizunāju jūsu uzvārdu, vai jūs tagad vēlētos izmantot savu runas laiku? Paldies, priekšsēdētāji. Mēs vēl joprojām labi atceramies ekonomisko krīzi. Eiropieši labi atceras, ka viņiem bija jāsavalk jostas. Baldīja absolūtā neusticēšanās banku nozarei. Uzticības līmenis nekad nebija bijis tik zems. Un uh, es domāju, ka mēs visi šajā parlamentā piekrītam tam, ka mēs nevēlamies vairs nekad griezties pie šādas situācijas. Ļoti labi, ka mums tagad ir sagatavota šī pakotne. Ir ieviesti daudzi pasākumi, lai novērstu šādu krīžu rašanos nākotnē. Nu, nākotnē bankām būs uh, jātur lielākas rezerves. Visi šie paredzētie drošības pasākumi uh, tiek ieviesti. Tas ir ļoti labi, bet ar to jau darbs nebeidzas. Uh, jo vēl joprojām ir pārāk daudz bankas, kuru uh, bilancē ir pārāk daudzi uh, sliktie parādi. Un, uh, es domāju, ka tas noteikti nu ir jautājums, pie kā vajadzētu strādāt turpmākajos piecos gados. Ir nepieciešams stingrāks regulējums attiecībā uz aizdevumiem. Uh, Manuprāt, bankām vajadzētu būt arī piesardzīgākām attiecībā uz valsts obligācijām. Mm, jānovērš jau kādas iespējamās negatīvās sekas, negatīvā ietekme. Mm, šajā jomā ir jāizveido ļoti, jāizvērto labvēlīgs, labs ekonomiskais klimats. Uh, Protams, ir jācīnās arī pret terorismu un naudas atmazgāšanu, ir jāstu, jāturpina inovatīvu ideju finansēšana, bet tajā pašā laikā ir jāatbrīvojas no visiem iepavušajiem aboliem šajā sistēmā. Paldies! Un tagad Valīkungs FTD grupas vārdām. Paldies priekšsēdātājiem! Mēs runājam par tādu pakotni, kuras uzstādījums ir mazināt riskus Eiropas banku nozarē. Bet eh, man ir jautājums, vai mēs patiesi samazinām pastāvošos vai potenciālos riskus banku nozarē. Esmu bijis šī parlamenta deputāts pēdējos piecus gadus, un uh, lielākais risks, ar ko saskaramies, ir uh, likvīdie uh, vērtspapīri, tie ir atvasinātie finanšu instrumenti. Uh, Tie ir tie instrumenti, ka mums jāpievērš pastiprināta uzmanība, jo a, pašlaik tie netiek pienācīgi uzraudzīti un tie var zaudēt savu vērtību ļoti ātri. Es a, pats esmu diezgan nobežījies par daudzām lietām, kas ir iekļautas šajā pakotnē. Manuprāt, lielākā kļūda, ko pieļaujam, domājot par risku samazināšanu, ir tas, ka mēs kon koncentrējamies uz risku samazināšanu kredītam Kredīts ir kaut kas, tā, kaut kas kas veicina Eiropas ekonomiku, Eiropas ģimenes uzņēmumus. Kredīts palīdz ģimenēm iegādāties dzīves vietu, automašīnu. Ja bankas vairs nespēs izsniegt aizdevumus, jo tie būs pārāk ierobežoti, es domāju, ka ka šajā gadījumā mums vajadzētu lūgt bankas izvērtēt savu politiku, vajadzētu izvērtēt, kur varētu tās gūt nepieciešamo kapitālu, ja ir nepieciešami bankas glābšanas pasākumi. Un es personīgi esmu diezgan nobežījies par piedāvāto pakotni un tajā iekļautajiem pasākumiem. Manuprāt, šeit piedāvātais ir katastrofāls. Es domāju, ka ir jāpārskata uh, visa Eiropas banku sistēma kopumā. Tajā pastāv ļoti liels līdzsvara trūkums, un tas dod priekšroku Eiropas politikai nepilsoņiem. Paldies, Berešs kundze, vai jūs vēltos izteikties atkal? Jā, paldies. Jā, nu, protams, ka banku kārtī šī noteikuma stiprināšana bija absolūti svarīgs, īpaši pēc finanšu krīzes situācijas, un līdz ar to mēs spētu uzlabot arī šos noteikumus. Uh, Un līdz ar to šodien mēs nosakām Eiropas tiesībās šeit kārtību, kā arī varam ierobežot šos riskus un kā vispār skaidri atrunāt Eiropas banku sistēmu. Un arī mēs līdz ar to skaidri nosakām noteikumus, kā rīkoties banku krīzes situācijā, ja nepieciešama banku noregulējums. Tāpat arī kā rīkoties ar lielajām sistēmiskām bankām un vai tās spēja absorbēt iespējamos riskus. Uh, un arī kādā veidā spēja nodrošināt pašu kapitāla prasību ievērošanu un to, ko angļu saucam par MRL. Tātad eh, pašu kapitāla un atbilstību saistību minimām prasību ievērošanu. Un tas tiešām kopumā ļauj nodrošināt, ka arī eh, uzlabot prudenciālās prasības, eh, lai izvairītos no nepamatotām pārspīlētām prasībām, vienlaikus nodrošināt arī nepieciešamu likviditāti un arī nodrošinātu stabilu pašu eh, tie, tīro finansējumu. Līdz ar to mēs varam skatīties, ka nav runa tikai par bankām atrauti no pasaules, līdz ar to bankām jāņem arī to ietekme uz vidi un sabiedrību, un tie ir nopietni riski, kas šobrīd tiek iekļauti. Tomēr šī paketa kopumā neatrisina visas problēmas. Ja mēs tiešām panāksim uh, banku savienību nebūtu nekādu atrunu, kāpēc nevarētu uzņemties visas iespējamās sekas un visas tās iespējamās arī parādības, kas saistītas ar jurisdikcijām, un lai spētu arī atrisināt jautājumus par pārobežu darbību. Ja domā par proporcionalitāti, mēs nedrīkstam arī aizmirst reālos riskus, ko rada bankas uh, darboties konkrētajā tirgū, jaņem vērā konkrētā tirgus arī izmērs. Tādēļ šeit um, šīs kapitāla prasību un cits normas spējas tiešām nodrošināt tādu spēcīgāku uh, depo, uh, fondu izveidi, kas līdz to arī aizsargātu Eiropas noguldītājus. Paldies! La parole est à monsieur Ferber pour une minute. Ferbera kungs, pusotra minūte. Paldies, priekšsādātāji, komisāri, kolēģi. Finanšu un ekonomikas krīdze. Uh, Eh, atkal eh, nostādīju šo jautājumu cilvēku uzmanības centrā. Eh, mēs esam darījuši visu, lai šī krīze, pirms, kas bija pirms desmit gadiem, vairs neatkārtotos. Bet ne visas bankas ir tik lielas kā Lehman Brothers, ne tās netika sastarpēji saistīts. Katrai bankai ir savs uzņēmē darbības modelis. Un Jāsaka, ka vairākums banku uh, Eiropā nav pārobežu investīcijas. Bankas ir milzīgi investīciju portneri, portfeli. Un daudz, mm, mēs nevaram uh, pieņemt, ka visas bankas ir vienādas un tām ir nepieciešama absolūti vienādi noteikumi. Uh, banku pakotnē esam rīkojušies par, um, šādi ir noteikti skaidri kvalitatīvi un kvantitatīvi kritēriji, lai mēs eh, eh, neapgrūtinātu mazās iestādes ar eh, pārmērīgām prasībām. Mums ir jās, jānodrošina samērīgi pasākumi, ņemot vērā banku iezīmes. Un cerams, ka uh, tad, kad mēs strādājām ar Bāzeles trīs priekšlikumu un ka turpināsim to nākamajā likumdošanas, likumdošanas periodā, tad arī vajadzētu mē, mēģināt saglabāt šo samērīguma pieeju. Silva Pereiras kungs. Runā bez mikrofona. Paldies, priekšsēdētāji! Eh, šī jaunā banku pakotne ir ārkārtīgi svarīga. Eh, viens no mērķiem ir padarīt eh, arī bankas noturīgākas pret krīzēm, veicināt pilsoņu uzticēšanās līmeni. Eiropas regulējums par sadarbību starp bankām jāsaka, ka te tomēr ir nepieciešams starptautiskais regulējums. Lielajām bankām ir jānodrošina lielāka rezerve, lai eh, būtu tās noturīgākas krīzes laikā. Eh, bankām ir jābūt labāk gatavām krīzes situācijām, tām ir jābūt gatavām eh, jauniem izaicinājumiem, tā lai tās spētu pildīt savu patieso uzdevumu. Vēlējos pateikties referentiem Hokmarka kungam, Zimona kungam par ļoti eh, labi paveikto darbu, par veiksmīgo sadarbību strādājot pie tā, lai samazinātu risku banku nozarē. Nu, mēs noteikti varētu turpināt darbu arī pie risku sadalības. Sadalīšanas. Paldies! Paldies. Un tagad Marijas kungs. Viena minūte. Paldies priekšsēdētāju. Reformas banku nozarē bija ārkārtīgi nepieciešamas pēc briesmīgās krīzes, ar ko mūsu sabiedrības saskārās pirms desmit gadiem. Bet uh, rezultāts tam viss bija tāds, ka tie bija nodokļu maksātāji, kam vajadzēja izsmelt šo situāciju. Tie ir Grieķijas nodokļu maksātāji, kuriem uh, vajadzēja sekt uh, zaudējumus. Protams, ka ir nepieciešama labāka uzraudzība, nepieciešama labāka uzraudzība īpaši lielajām bankām. Ir jānodrošina tas, ka tiek uzraudzītas attiecības starp bankām uh, un medijiem arī, arī starp TV un radio, jo īpaši Grieķijā. Un arī domājot par vēlētāju aptaujām pēc vēlēšanām, mm, Mēs redzam, ka cilvēki, kas kritizē bankas, ka tie uh, medijos netiek atspoguļoti. Ir rūpīgi jāizvērtē, kuras, kuri cilvēki, kuri politiķi ir saņēmuši finansējumu no mēdījiem Grieķijā. Paldies, kārtīkungs! Paldies! Es augsti vērtēju jauno a, kapitāla prasību pakotni, jo īpaši par a, ciņā pret a, naudas līdzekļu atmaksāšanu un citiem aspektiem tiek uzsvērts uh, kā tagad ir atrast arī risinājums tām bankām, kas tiek uzskatīts par pārāk lielām, lai bankrotētām. Bet uh, es uh, nedomāju, ka šī banku uh, bankrota regula, regula, mēs nedomājam, ka tā ir atrasts pareizais līdzsvars. Jau no paša sarunu sākuma esam uh, pauduši savas bažas par šo sviras efektu, ka tas tikai 3%. Eh, starptautiski ir noteikts, ka ir nepieciešams vismaz 5% šis sviras efekts ļoti lielām starptautiski nozīmīgām institūcijām. Es domāju, ka mums vajadzētu ņemt vērā arī ASV piemēru, lai nodrošinātu eh, šādu finanšu risku novēršanu. Mēs ar banku struktūrālo reformu nekad nenovērsīsim šo problēmu, kas pastāv ar pārāk eh, lielām, lai izgāstos bankām. Uh, Eh, pēc eh, finanšu krīzes likumdevējiem nav izdevies eh, atrast nekādus patiesus risinājumus. Manuprāt, tas ir apkaunojums Eiropas institūcijām, un mums nav izdevies attaisnot arī vēlētāju liktās cerības uz mums. Paldies, un tagad vārds Urtas un kungam viena minūte. Paldies, priekšādātāji. Pirmkārt, jau esmu domās ar Francijas iedzīvotājiem un parīziešiem, ņemot vērā to, kas notiek šobrīd Notredam katedrālē. Tā ir tiešām tumša diena Eiropas kultūrai un gribu paust solidaritāti arī ar ugunsdzēsējiem un visiem dienestiem, kas ir iesaistīti ugunsrēka cēšanā. Ceru, ka tas izdosies pēc iespējas ātrāk. Nu, un Cik nu laika man ir pat, palicis, gribu teikt paldies eh, ziņotājiem Hokmāra kungam. Es domāju, ka šādi mums cerams izdosies novērst to, ka bankas būs atklāpi atkal ar iedzīvotāju nodokļu samaksāto naudu. Un paldies arī par to, ka ir atbalstīti priekšlikumi par eh, lielāku aizsardzību un eh, to, ka um, mazāk ieguldītāji būtu iesprostot šādā te iepriekš piedzīvotā bēlina procedūrā. Tiešām lielisks eh, dokuments. Paldies par to. Madam Pitikainen. Pitikainens kundze, pusotra minūte, lūdzu. Uh, Man arī mm, jāpauž nožēla par to, ka eh, šobrīd eh, tiek grauts kultūras mantojums, kas ir tik svarīgs ne tikai Francijai un Parīzē, bet mums visiem Eiropiešiem ir noslēgta ļoti apjomīga pakotne, pie kā esam strādājuši pēc finanšu krīzes ar mērķi stabilizēt banku nozari un uh, mazināt riskus, uh, kā arī izveidot noregulējumu mehānismu un noteikti atbilstošas kapitāla prasības. Un gribu tiešām apsveikt ziņotājus uh, par to, cik lieliski viņi ir pastrādājuši. Gribētu atgādināt komisijai un arī nākamajam parlamentam, kādi vēl palikuši izaicinājumi mūsu priekšā. Pirmkārt, ugunssienu izveidi starp uh, mazumtirdzniecības banku pakalpojumiem un uh, investīciju banku pakalpojumiem. Un arī bankām un aizdevumiem būtu jābūt daļai no ilgspējīgas finanšu sistēmas. Uh, ir jāatceras eh, finanšu krīzes mācības un riski, kas ir saistīti ar atsevišķiem eh, ieguldījumu veidiem, piemēram, ieguldot fosilājā kurināmajā. Paldies! Merci. Paldies! Tanga kungam eh, viena minūte, lūdzu. And indeed the news. Paldies, priekšādātāji. Tiešām ziņas no Parīzes ir ārkārtīgi skumjas sasaukuma beigās mums arī jāprāto, vai esam iemācījušies ko no finanšu krīzes. Mums vēl ar vienu nav Eiropas noteikumu, kas nošķirtu mazumtirdzniecības banku pakalpojumus no investīciju banku pakalpojumiem. Bankas vēl ar vienu ir ar nepietiekamu kapitālu un maz aizsargātas, tāpēc tiešām atzinīgi vērtēju šos tiesību aktu priešlikumus. Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem banku rīcībā ir jābūt daudz lielākiem līdzekļiem eh, noregulējuma vajadzībām. Un jaunajos noteikumos ir paredzēta arī pārēj uz ilgtspējīgu finanšu sistēmu, izvērtējot arī vidas un sociālos riskus. Mums tiešām ir nepieciešams tāds pamatīgs, robusks satvers, domājot par to, ko esam iemācījušies no finanšu krīzes. Šī pakotne ir tiešām lieliska, bet tā ir tikai daļa no turpmāka procesa. Paldies, eh, Starbatī kungs, vienu minūtu lūdzu. Priekšsēdētājiem. Kādreizējais Vācijas prezidents Horst Kollers norādīja, ka finanšu krīze bija tieši tas, ka pārāk zemu novērtējām riskus, jo tieši bankas Eirozonas dienvidos uzņēmās pārāk lielus riskus. Un reālās procentu likums eh, bija negatīvs, Un tā rezultātā šīs bankas uzņēmas milzīgus parādus un faktiski reāli sekoja banku pavadā. Tas bija tiešām jau reiz tiešām vēlnišķīgs apgūtais lokus. Un, ja skatāmies, kas notika Bundesbankā, ko viņi atzina, ka obligāciju iepirkums nev, ir saistīts ar milzīgiem riskiem. Ir jābūt arī tam reālajam sekumam, bet līdz to ir lielāks jāmaksā procents. Un bankas, protams, pieprasa valsts savukārt noraida šāds iespējas. Un tādēļ ir jāskatās, diemžēl, arī šajā gadījumā neizbēgsim no tās dienas, kad atkal uh, šis ēlas uh, lokus uh, noslēgsies, un arī m, mm, atkal piedzīvosim, ka visa ekonomikas savienība būs apdraudēta. Nu, es zinu, tas ir kā kasandas brīdinājums, kas viss aiznes pa vējam, bet, diemžēl, to arī neviens nesadzird. Viegas kungs, viena minūte, lūdzu. Ja ir pagājis jau desmit gadu, kopš ir norisināsies finanšu krīze, mm, mēs apzināmies milzīgās summas, kas ir iztērētas banku rekapitalizācijai. 16 miljārdi eiro reāli atbilst jau mm, Portugāles 10% IKP. Un kas ir noticis tālāk? Mēs redzam, ka ir pieņemta daudzās direktīvas normas, bet kas ir, kāds ir rezultāts? Portugālē mēs uzdodam šo jautājumu, tas ir ļoti aktuāls, un mēs nekļūstam gudrāki. Jo jaunie noteikumi, kas jau ir noteikti 18. un 19. gadā, un arī stabilitātes programma, kas jāievēro valdībām, tur atkal ir jau noteiktām arī rezervēm 2,5 miljārdi. Mums būtu jāpasaka skaidri, ka šīs direktīvas regulas uh, nu, tas ir viss tikai tāda, mm, tikai make-ups, tas neko neatrisina. Mēs uh, uzskatām, ka šī ar vienu, diemžēl, nedarbojamies ekonomikas interesēs, bet banku interesēs. Merci. Paldies. Sākam brīvā mikrofona procedūru. Kaputo kungs, kurš brīvā mikrofona procedūru arī šķiet noslēgs. Paldies, priekšsēdētāji! Ceļš uz Banku Savienības pabeigšanu vēl ar vienu ir ļoti garš. Mums ir nepieciešama konkrēta politiska pieeja, lai novērstu nākotnes eh, iespējamās banku krīzes. Ir jānodrošina pietiekama risku un iespējamo zaudējumu absorpciju finanšu iestādēs un eh, iespējami jāsamazina vēl atlikušais finanšu krīzes iespējas. Iestādēm ir jāspēj nekavējoties rīkoties, lai risinātu situācijas, kad finanšu iestādes ir nonākušas sarežģījumos. Mums ir jānodrošina droša vide iedzīvotājiem. Un tāpat laikā ir ārkārtīgi nopietni jāizvērtē vidas un sociālie riski. Un šie riski ir pietiekami un adekvāti jāņem vērā. Lūk, šis šķiet arī ir tas kurs, ko esam uzņēmuši, cenšamies mazināt riskus finanšu sistēmās, bet te pašā laikā bankas, bankām ir jākoncentrējas uz inovācijām. Nu, lūk, esam noslēguši brīvā mikrofona procedūru vārds komisāram Dombrovskim. Madam Chair, uh, honorable. Priekšādātāji, deputāti. Es arī gribu paust eh, nožēlu par eh, to, kas eh, šobrīd notiek Notrdām katedrālē, jo tas ir kultūras piemineklis ne tikai Parīzē un Francijā, bet visā Eiropā. Ir tiešām žēl, ārkārtīgi žēl redzēt, ka tur šobrīd plosa liesmas. Atgriežoties pie banku pakotnes. Uh, Eh, banku reforma ir būtisks solis eh, tuvāk tam, lai mazinātu riskus finanšu nozarē. Gribu vēlreiz teikt eh, paldies par augsto atbalstu šai parlamentā banku pakotnē. Rīt, kad apstiprināsiet šo pakotni, uh, Tur noteiktās prasības ne tikai stiprinās Eiropas banku sektoru un vairos tirkus pārliecību, bet arī ļaus tuvināties banku savienības pabeigšanai. Būs nepieciešamie drošības elementi vienotajam noregulējuma mehānismam. Un tik tiešām lieliski redzēt, ka šie ārkārtīgi būtiskie dosjē ir noslēgti, un es esmu pārliecināts, ka tie palīdzēs padarīt mūsu finanšu sektoru stabilāku un robustāku, un bruģēs ceļu turpmākam progresam un banku un monetārajai savienībai. Tiešām aicinu jūs apstiprināt rīto politisko vienošanos un vēlreiz paldies ziņotājiem. Merci. Paldies. Vārds uh, Hokmarka kungam. Priekšādātāji. Bērešas kundzei un visiem mūsu franču kolēģiem gribu teikt, ka tik tiešām skumjas ziņas no Parīzes. Tās ir skumjas ziņas mums visiem, jo Notre Dame katedrāle ir Notre Dame. Eh, ne tikai vēsturē un eh, dažādajās teiksmās, bet arī kā vēstures un kultūras piemineklis visai Eiropai. Un tas nekad nemainīsies. Runājot par banku pakotni, daudz kas jau ir ticis pateikts šovakar, bet es domāju, ka ir skaidrs, ka tagad eh, situācija un kopējā ainava ir pavisam citāda. Banku sektors jau tagad ir daudz noturīgāks un arī daudz gatavāks iespējamai krīzes situācijai, un jauna krīzes situācija pienāks. Jautājums tikai, cik labi būsim sagatavojušies, lai ar to tiktu galā. Uh, Esmu pārliecināts, ka ieviešot uh, dažādos jaunos noteikumus un prasības ar hierarhiju, ar uh, kopējām saldējuma apsardzības spēju, vairošanu. Skaidrs ir tas, ka lietas uzlabojas, bet tas, protams, nenozīmē, ka esam atrisinājuši visas iespējamās problēmas. Ceru, ka būsim izveidojuši mehānismu, kas ļaus atbildīgajām pusēm darīt visu iespējamo, lai risinātu sarežģītas situācijas. Priekšādētāji jāsaka, ka man tiešām prieks, ka esam šo panākuši. Un šis ir pēdējais ziņojums, ko es prezentēju šai plenārsēdē. Un es pats jūtos tiešām lepns, ka kopīgiem spēkiem esam tik tālu tikuši. Un tiešām abrīnoju visus kolēģus uh, no visdažādākajām uh, valstīm un uh, politiskajām grupām no dažādām Eiropas daļām. Nu, jāsaka, es esmu pavadījis 15 fantastiskus gadus šai parlamentā. Un eh, turpmāk ceru tam visam sekot, izmantojot eh, mobilo tālruni un eh, citus modernus brīnumus. Obwohl jeder der Kollegen, der hier sprechen konnte, eine sehr eng umrissene Redezeit hatte, ist in ja, katram uh, deputātiem, protams, bija jāvēro noteiktais runas laiks. Mēs dzirdējām vienalga, katrs no sava runas laika arī izteicās par šo uguns, uguns nelaimi Parīzē, lai apliecinātu solidaritāti franču tautai un mūsu franču kolēģiem. Un lūk, šis ir sadarbības gars, ko mēs es arī esam paši spējuši uzturēt arī virsot šos jautājumus divu ar pusgadu garumā. Un ja skatāmies, kāds ir lielais skatpunkts uz šiem jautājumiem, Ja mēs skatāmies no pašiem labējiem līdz kreisajam flangam, mēs redzam, ka spējam mm, panākt par vienošanos. Kritiķi ir aizgājuši, bet tie, kas spēja konstruktīvi strādāt, šovakar ir vēl te, lai tiktos un tiešām kopīgi pielikt punktu šim nozīmīgajam darbam. Mēs runājam par Bāzeles 4 īstenošanu, par Bāzeles 3 piemērošanu. Mēs tiešām skaidri pateicam, kāda ir mūsu nostāja. Uh, Mēs piedāvājam savu risinājumu, virzoties lielāku drošību un arī spējot ierobežot riskus un vienlaikus arī atbrīvot no pārspīlētām prasībām to, tās bankas, kas nav nekāda riska bankas un arī nav radījušas iepriekšējo krīzi un arī nerada šobrīd apdraudējumu. Lūk, ja šādu sarbības garu, ko mēs esam īstenojuši divu ar pusgadu laikā, ja mēs esam apzinājušies visu to, kas ir jāizdara, Ja mēs to visu kopā arī solidāri spējam virzīt tālāk un panākt stabilākas bankas, un nekādā ziņā nepieļaujot, ka par to maksā kaimiņi, tas rada lielāku drošību mums visiem, ļauj mums arī izlīdzināt interesi visā Eiropā, un es ceru, ka arī nākotnē mēs tā rīkosimies turpmāk un nodrošināt arī šādu sadarbību un eh, visos Eiropas finanšu jautājumos. Merci beaucoup. Paldies! Līdz ar to kopīgās debats ir noslēgtas. Balsojums notiks rīt. Nu, tālāk varam ķerties pie Fernandes kunga ziņojuma. Ar valsts obligācijām nodrošinātie vērtspapīri. Fernandesa kungs, lūdzu, jums vārds. Buenas noches, muchas gracias, presidenta. Labvakar un uh, paldies priekšādātāji. Sveic mūsu vidū arī komisāru Dombrovski. Nu, ir tiešām sarežģīti šodien noturēt debates pēc tam, kad esam saņēmuši tik briesmīgas ziņas no Parīzes. Ugunsgrēks, kas posta vienu no mūsu Eiropas pasaules daļas kultūras stūrakmeņiem, turklāt pasaulē, kas kļūst tikai trakāka un juceklīgāka. Jebkurā gadījumā noturam debates par regulu kuras mērķis ir sakārtot situāciju attiecībā uz valsts nodrošinātiem vērtspapīriem. Komisija nāk uz klajā ar tiesību akta priekšlikumu un jāsaka, ka darbs ir bijis sarežģīts. Gribu tiešām teikt paldies ēnu referentiem par viņu atbalstu un ieguldīto darbu. Nu, nav vienmēr bijis vienkārši panākt vienošanos, kas tika pieņemta mūsu komitejā un cerams, ka arī rīta būs labvēlīgs balsojums plenārsēdē. Balsosim par banku reformu ar nolūku labāk sagatavoties nākotnes riskiem. Un tāpat arī, ko darīt, lai izvairītos no finanšu krīzes, kādu piedzīvojām netik sen. Uh, banku glābšanas pasākumi ir radījuši valsts parādu, savukārt valsts parādus ir radījis problēmas dalībvalstīs. Ir dalībvalstis, kam ir bijis jālūdz Eiropas Savienības institūciju palīdzību. Mums ir nepieciešams drošs un noturīgs banku sektors, bet tā pašā laikā ir jādomā arī par pietiekamiem līdzekļiem valsts kasēs un par instrumentiem, kas palīdzētu mums risināt iespējamās likviditātes krīzes, ko vērojām 2010. un 2012. gadā. Es ceru, ka komisijas priekšlikums, ko pārnājam parlamentā, eh, sevi apliecinās kā tiešām labi strukturēts Mēs esam ļāvuši Eiropas iestādēm īstenot plašāku uzraudzību pār valsts parādiem. Dažādajām Eiropas iestādēm tagad ir plašākas uzraudzības funkcijas, un te pašā laikā mēs esam arī uzlabojuši dažādo pasākumu kvalitāti. Un šie te valsts nodrošinātie vērtspapīri ļaus arī dažādot eh, banku bilances. Diskusijas nav bijušas vienkāršas pēdējos mēnešos, bet eh, kaut kā esam panākuši plašu vienošanos, un visu mērķis ir noslēgt šo reformu tā, lai mūsu rīcībā būtu tādi elementi, kas eh, palīdzēs mums eh, situāciju risināt veiksmīgāk nekā 2010. un 2012. gadā. Mums ir nepieciešama dzīvotspējīga vitāla sistēma un tādi rīki, kas palīdzēs risināt potenciālās krīzes nākotnē, neķeroties pie taupības pasākumiem, kuri arī ir ievērojami ietrakājuši Eiropas ekonomikas dinamiku. Ir jāspēr izšķiroši soļi un jādara vēl daudz vairāk, lai tiešām veidotu uh, spēcīgu noturīgu eirozonu, kas būs dzīvotspējīga un noturīga pret eh, potenciālajiem šokiem nākotnē. Paldies, Vārds Dombrovska kungam. So, <clears throat> uh, uh, Madam Chair, uh, Honorable Mr. Rapport. Paldies priekšādātājā, godātais ziņotāji, godātie deputāti. Uh, Ir tiešām lieliski, ka šodien varam noturēt tik svarīgās diskusijas par um, ar valsts obligācijām nodrošinātajiem vērtspapīriem, jeb SBBS. Mm, tas ir tāds inovatīvs instruments, kas ir veidots no Eirozonas suverēnajām obligācijām, un tas palīdzēs mums veidot pilnīgāku banku savienību un eh, spēcīgāku kapitāla tirgu savienību. Tādējādi tiks vairot uh, risku sadali arī privātajā sektorā, un tas būs papildu instruments eh, banku drošības nodrošināšanai. Un tas eh, mainās eh, neksus problēmas, kas bija viens no pamatcēloņiem krīzei. Ir zināmi šķēršļi SBBS. Nu, tie salīdzinājumā ar Eirozonas suverēnajām obligācijām būtu stingrāk regulēti. Uh, Mūsu priekšlikumu mērķis ir nodrošināt šiem vērtspapīriem tādu pašu regulējumu kā valsts obligācijām. Šeit nebūtu jābūt nekādam savstarpējumam vai risku pārnesēju starp dalībvalstīm, jo tie ir tīri privātā sektora instrumenti privātā sektora izmantošanai. Mūsu priekšlikums arī nekāda nemaina to, kā tiek regulētas Eirozonas valsts obligācijas Gribētu tiešām apsveikt Fernandes kungu kā ziņotāju un uh, visus Ekon komitejas locekļus. Uh, viņi ir tiešām cītīgi strādājuši pie šī dosjē. Un domāju, ka arī pēc veiksmīgā darba Ekon komitejā uh, pozitīvs balsojums šai parlamentā būtu labs signāls padomē par to, kādu nozīmi parlaments un komisija piedēvēja šim priekšlikumam, līdz ar to arī padome varbūt to atkal noteiks kā vienu no prioritātiem. Paldies! Paldies! Lūk, uzklausīsim grupu pārstāvjus. Gerholdu kungs, ETP vārdā, pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji, godātais komisār. Piedāvātais priekšlikums par to, kā mēs varam samazināt dažādu birokrātisko šķēršļu atcelšanu uh, šādiem būtiskajiem ar valsts obligācijām nodrošinām vērtspapīriem, īstenībā ir nozīmīgs ieguvums mūsu kopējai finanšu sistēmai, jo te rada pirmkārt lielāku drošību, otrkārt lielāku integrācijas pakāpi. Un kādā ziņā tādu potenciālu, un tas tieši salīdzinām ar alternatīvajiem variantiem, kādi varētu būt jāizceļ. Un uh, treškārt, tas uh, pat samazina riskus valsts budžetiem. Uh, riski šobrīd tiek pārnesti uz privātam sektoru un līdz ar to nodrošina to, ka investori, nu, ka viņiem ir jādiferencē Eiropas mērogā savu ieguldījumi un jānodrošinās tīk, eh, Eiropas mēroga finanšu tirgu savienojumu eh, veicināšanu. Un otrkārt tiek arī pārsteidzīgi tādu risku pārdale, ja kopīgošana tiek novērsta un pat arī skaidri E, skaidrā veidā nu, izslēgta. Un līdz ar to mēs atsperamies, lai veidot vēl tālāku skaidru noregulējumu iespējamu kavienoču krīzi novēršanai. Tas arī pragmatiski risinājums, kas pieprasa mērķiecīgas darbības turpmāk un vienlaiks arī e, ierobežo iespējami varbūt šaut pār strīpu un mm, apdraudēt visu finanšu stabilitāti. Un tas, kā es to vēlētos, ir, lai tas būtu tāpat saprātīgi piemērots arī citās jomās. Uh, kur mēs arī ar ilgspējīgiem pasākumiem, e, ar pakāpeniskiem soļiem to panāktu. Paldies! Paldies! Paketa kungs ēkā e ir vārdā viena minūte. Paldies priekšādātāji! Es arī domāju, ka ir tiešām grūti runāt par banku lietām, kamēr Notre Dame ir liesmās. Nu, tā ir tāda vēsturiska un kultūras eh, nelaime visai Eiropai. Runājot par mūsu finanšu sektoru stiprināšanu, protams, eh, ka ir eh, sarežģīti jautājumi, kas ir saistīti ar valsts obligācijām, bet tos mēs nevarēsim atrisināt ar pārāk sarežģītiem finanšu produktiem, kas tikai rada vairāk problēmu kopējā sistēmā. Šī ir tāda sistēma, kas tika izmantota arī ASV parādīja ar uh, nodrošinājumu. Mērķis bija mazināt uh, risku, bet tas īsti nedarbojās. Trūka pārskatāmības un saskaņotības starp dažādajiem tirgiem. Nu, un tā rezultātā riski ievērojami varētu atšķirties dalību valstīs. Mums ir nepieciešami labāki pasākumi, lai mm, uzlabotu mūsu banku sektoru manuprāt. Kalvačāmbaun kungs, lūdzu. Jonās, amigu Jonās. Paldies priekšādātājiem. Komisāra kungs, kolēģi. Protams, ka man arī vajadzētu sākt ar to, ka uh, Mums nākas vērot to, ka tiek iznīcināta šobrīd daļa mūsu Eiropas dvēseles, un es gribu izteikt līdzjūtību ne tikai mūsu franču kolēģiem, bet visiem eiropiešiem. Uh, Notre Dame celšanā savukārt ir ieguld, savulaik ir ieguldīts milzīgas pūles, un tāpat tas ir bijis arī attiecībā uz Eiropas Savienību. Un šādi notikumi apliecina to, cik tas viss patiesībā ir trausls. Mēs visu sasaukumu esam pavadījuši, cenšoties Eiropu stiprināt, un tieši tāpēc komisijas priešlikums ir tik atzinīgi vērtējams. Un uh, atzinīgi vērtējams ir arī Jonas un ēnu referentu paveiktais. Uh, mums ir jānodrošina to, ka mums ir Eiropas uh, aktīvi, kas ir sasaistīti un uh, atbalsta mūsu vienoto valūtu, proti eiro. Mēs runājam par uh, savstarpējīgumu, bet faktiski tas ir tāds boikota kājiens. Un man žēl, ka tādas idejas ir izskanējušas. Runāts par to, ka tirkus neko tādu nevēlas, bet nu varbūt pamēģināsim. Uh, kā tas darbosies, un redzēsim, kāda ir tirgus reakcija. Šis ir Eiropas produkts, kas atbalsta vienoto Eiropas valūtu. Tā ir iespēja dažādot aktīvus un iespējams atvieglojums tām valstīm, kas šobrīd šņaudzas pašā savu parādu jūgā. Un tā būtu arī iespēja uzlabot, piemēram, sociālo politiku. Nu, lūk, tā kā tas ir mēģinājums par spīti visiem šķēršļiem radīt labāku, spēcīgāku eiro ar finanšu aktīviem tā atbalstam. Un šeit nav runa par kādas eh, dalībvalsts eh, nogrūšanu malā, eirozonā, jo, nu, ja tas tā notiktu, tad jau faktiski būsim izgāzušies savā misijā. Nu, varbūt uh, Eh, anglosākšiem eh, šādas idejas īsti nepatīk, bet eh, nu, tad nāciet klajā ar kaut ko labāku. Es domāju, ka šis ir gana labs rezultāts un tas tiešām spēcinās uh, eiro un Eiropu. Širtavena kungs goja vārdā pusotra minūte, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Nu, tagad mēs pirms pāris runām, minūtēm runājām tieši par banku nozares un finanšu krīzes situācijas ietekmi uh, Arī šobrīd, kad mēs runājam par finanšu tirgiem, mēs redzam, ka pēdējā finanšu krīze nemaz nav tik sēna aiz kalniem, un lielās spekulācijas ar dažādreiz sagrozītiem finanšu produktiem nu, ir mūsu vēl spilgt atmiņā. Tad, skatoties ar tādiem kredītiem, kas īstenībā vedotu stabilāku finanšu sistēmu, līdz šim bija tieši šīs valsts garantēti mm, vērtspapīri. Un mēs redzam, ka krīzes situācijā uh, mēs mēģinām it kā panākt lielāku uh, drošību, bet, diemžēl, viņi nesniedz šo mērķi, nerada spēcīgāku un drošāku mm, finanšu tirgus, bet faktiski rezultāts ir tikai tāds uh, apārstē simptoms, bet nevis uh, slimības cēloņus. Tādēļ ir jāatzīst, ka ir milzīgs konstrukcijā jau piekļautās problēmas, kas visu Eiropas uh, finanšu sistēmu nekādā veidā neatrisina. Mēs ar pāris trikiem trikiem mēģinām to atrisināt, bet, ja vēlamies patiesi stabilu eirozonu, tad vajadzētu arī pateikt to, ka, piemēram, Vācija un citas valstis mēģina ar savu negodīgo konkurences politiku citiem nosmelt visu krējumu. Un uh, līdz ar to mums ir uh, jāiestājas par uh, īstajām Eiropas mēroga obligācijām. Paldies! Urtasana kungs, viena minūte. Paldies, priekšādātāji! Es arī gribētu teikt paldies Jonas Fernandes kungam un apsveikt viņu, jo uzdevums nebija viegls. Tāpēc eh, tiešām no sirds apsveicu. Nu, šis varbūt nav pilnīgs risinājums eiro struktūrālajām problēmām, jo ar šo nevar aizstāvt eiro obligācijas. Un mums arī nav fiskālās kapacitātes, kas būtu šī vārda cienīga. Bet, nu, jebkurā gadījumā es tiešām gribētu teikt paldies Fernandes kungam. Viņš ņēma vērā daļu no mūsu priekšlikumiem, kas, eh, mūsuprāt, bija ļoti svarīgi. Nu, piemēram, FT tagad būs iespēja ehm, īstenot likviditātes uzraudzības pasākumus ehm, suverēnā parāda tirgū tā lai viss uh, atbilstoši darbotos. Un mums būs uh, makroprudenciāla uzraudzība. Tāpēc tiešām vēlreiz paldies Fernandes kungam par darbu un paldies arī par viņa sarunu vešanu. Fontulis kungs, lūdzu. Eiropas Savienība meklē veidus, kā atbalstīt finanšu sektoru un lai es tirgo ar valsts obligācijām nodrošināts vērtspapīrus. Mēs to visu esam redzējuši jau iepriekš. Cilvēki, kas investēja Grieķijas obligācijās vienas nakts laikā, eh, palika mm, bez nevienas kapeikas, zaudējot visu ieguldīto. 2012. gada 12. martā eh, bija mm, slavenie tēriņu apciepšanas pasākumi ar mērķi glābt Grieķu bankas, bet eh, tā visa rezultātā bija tikai vēl lielāki zaudējumi. Nu, un eh, līdzdarbojoties Grieķijas valdībai, tā rezultātā tika samazinātas pensijas, un atkal redzam apstiprinājumu tam, ka nepareiza politika tiek īstenota Eiropas Savienības līmenī, un par to maksā parastie cilvēki. Paldies tālāk, lūdzu, EKR vārdā Mārijas kungs, viena minūte. Finanšu krīze ir radījusi ārkārtīgi daudz problēmu, īpaši Grieķijā. Mums bija uh, slavenais uh, valsts uh, parāda samazināšanas mēģinājums, kā rezultātā ļoti daudzi bankrotēja. Cilvēkiem vispār nebija naudas, lai aiziet pie ārsta. Un tā pašā laikā tika apcirptas arī apdrošināšanas uzņēmumu turējumā esošās valsts obligācijas. Runa ir par 12 biljoniem zaudējumu. Nu, savukārt, ECB turējumā esošās obligācijas, um, uz tām tika attiecināts izņēmums. Nu, tā visa rezultātā Grieķijas ekonomika tika pilnībā sakrauta. Nu, Eirozonā mums nepietiek tikai ar tabletēm un plāksteriem ir jāmaina kopējais satvers Eirozonā. Ir jānodrošina, ka Eirozona kalpo visu cilvēku interesēs un ka tā nav tikai tāda Vācijas Eiropa. Paldies! Brīvā mikrofona procedūrā neviens nav pieteicies, tāpēc došu vārdu uzreiz komisāram Dombrovskim. Madam Chair. Priekšādātāji, godātie deputāti, un gribētu vēlreiz teikt paldies par darbu strādājot pie piedāvātā regulējumā ar valsts obligācijām nodrošinātajiem vērtspapīriem. Nu, un, kā jau teicu iepriekš, es ceru, ka tik tiešām šis tik būtiskais dosie um, spēs atkal iegūt arī padomas uzmanību. Uh, esam pieņēmuši zināšanai dažādos parlamentu ierosinātos priekšlikumus, un tos ļoti rūpīgi izpētīsim, lai varētu noturēt auglīgas diskusijas arī ar padomi turpmākajā laikā. Uh, Tiešām vēlreiz paldies eh, Fernandesa kungam kā ziņotājam un paldies arī par šodienas debatēm. Thank you, Commissioner, and I now give the floor to our rapporteur. Paldies, un tāds vārds referentam Fernandešam. Paldies, labdien. Ja izmantošu šīs divas minūtes, lai pateiktos no sirds visiem ēnu referentiem, kas ir palīdzējuši ziņām tapšanā un risinājuši šīs nozīmīgās sarunas. Situācija bija ļoti sarežģīta, sakot vēl maigi, bet visa pieredze tomēr atklāja, ka ir patiesa vēlme panākt vienošanos. Paldies jums visiem! Arī vēlos pateikties Jākam Bambasakara kungam, kurš bija arī, arī šī jautājuma referents iepriekšējā gadā, un bez viņa milzīgā ieguldījuma un jau visiem rezultātiem, ko viņš panāca pirms gada, mēs nekad nebūtu tikuši tik tālu. Nu, tā kā mēs uh, tiešām varam ar gandarījumu atskatīties padarīto un cerams, ka arī kolēģi novērtēs to rītdienas balsojumā. Tas ir atkal kārtais solis, lai virzītu tālāk eirozonu. Un jebkurš ja lēmums, kas mums to palīdz darīt, virzīt tālāk, attīstīt eirozonu, un to būvēt un attīstīt stabili, ir tiešām apsveicami. Un tas vēlreiz apliecina mūsu uh, vēlmi un izpratni, un mēs ļoti ceram, ka arī turpmāk padomu turpinās šo darbu, jo parlaments jau šobrīd ir darījis daudz ko, lai tiešām panāktu vienošanos, un tādēļ ceru, ka to darīs arī padome. Paldies! Esam izskatījuši jautājumu. Balsojums būs rītdien. Nākošais jautājums. Ir kopīgās debats par Eiropas finanšu uzraudzības sistēmu. Un te mums ir kopīgi sagatavojuši ziņojumu Otmārs Karas un Pervenča Beres. Viņi iepazīstinās Eiropas uzraudzības iestādes un finanšu tirgiem, tāpat arī Eiropas Savienības finanšu sistēmas makrouzraudzības un Eiropas sistēmas, ko riska kolēģijas izveidošana, un trešais priekšlikums ir par finanšu instrumentu tirgiem un uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas pārdrošināšanas jomā. Un pirms dot vārdu abiem referentiem, nu lūk, sāksim ar Tad eh, Karas kungu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Dāmas un kungi. Ir ļoti īpaša šī situācija. Pirms desmit gadiem es gatavoju ziņojumu par eh, ļoti šausminošo situāciju, ko finanšu krīze eh, radījusi Eiropas ekonomikai. Un ar to es darīju kopā ar, arī ar savu kolēģi, francūzieti, uh, Vervanšu bērēs. Un eh, arī pēcamos mēnešus atkal strādāju kopā ar uh, franču kolēģi Hokungu. Un tagad atkal mēs sagudām trīs ziņojumus kopā ar franču kolēģi Vervanšu bērēs. Un šie ir mūsu pēdējie ziņojumi. Jo vienlaikus arī, kas notiek, iegrūst Notre Dame katedrāles griesti. Mēs varam šodien būt gandarīti par sagatavotiem ziņojumiem, bet esam ļoti noskumuši par uh, traģisko notikumu Parīzē, kad nodeg katedrāli, kad iekrīt tās griesti, daļai iekrīt un sagrūst kaut kas mūsos pašos. Tā ir um, daļa no Eiropas, no Eiropas Savienības, un mēs abi kopīgi esam mēģinājuši vienmēr pārvarēt daudzās uh, prāta robežas un atrast kopsaucējus. Un tādēļ mēs vienmēr esam mēģinājuši meklēt šos kopsaucējus un atrast lietišķu pieeju un risinājumus. Un par to es tev vēlos pateikties, Pēraš. Um, es tiešām pateicos, kā tu to, Pēraš, esi risinājusi un ko mēs spējam. Mēs kaut ko zaudējam, bet ir lietas, kuras paliek. Un mēs ceram, ka kopīgiem Eiropas spēkiem arī atkal spēsim uzbūvēt Notrdam katedrāli. Varbūt nevis tā viens pret vienu, kā kādreiz tā bija, bet nekad nedrīkstam padoties. Un šodienas sagatavotie ziņojumi, šie trīs ziņojumi, kurus esam kopīgi sagatavojuši, jau arī kļuvuši par tādu atskaites punktu. Un es vēlos tev personīgi pateikties, un arī visiem ēnu referentiem vēlos pateikties. Mēs līdz ar to izveidojam jaunas kompetences un skaidri iezīmējam ja arī jaunas uzraudzības iestādes. Mēs arī skaidri arī viņiem uzliekam gan uzraudzības, gan arī kontrolas funkcijas, gan naudas atmazgāšanas, gan terorismu finansēšanu jomā. Mēs arī uzsveiksim tieši Eiropas uzraudzības iestādi, kas novērēs arī zināms Eiropas naudas darījums. Un līdz ar to arī skaidri samazinās birokrātiju un vienlaikus arī uh, ņemts vērā, cik liels ir uh, apmērs, gan arī riska profils un cik sarežģīts darbības veids konkrēts uh, iestādes. Mēs arī skaidrāk noteiksim kompetences, uh, uzticot precīzākus arī instrumentus, arī ieviešot jaunu instrumentu, kā, piemēram, no action letter. Mēs arī spēsim arī ņemt vērā šos ilgspējīgos riksta, riska faktorus. Arī nosakot arī uzraudzības iestādēm vairākas mm, pilnvaras, arī iesaistoties trešo valstu lēmumu pieņemšanā un arī atskaitīšanās pienākumu uh, uzliekot, lai viņi tā šīs uzraudzības iestādes atskaitītos Eiropas parlamentām. Mēs redzam, ka arī daudzajiem lēmumiem lai jābūt tādiem, kas izslēdz interešu konfliktu. Vairāk arī paļaujas uz vadības lomu un um, skaidri ņemt vērā Eiropas parlamenta lomu. Tātad, skatoties arī uz jaunu Eiropas Savienības budžetu, mums ir jānodrošina arī pietiekami daudz resursu, finansiālo un cilvēku resursu šo iestāžu darbībai, lai tās tiešām arī varētu īstenot savas funkcijas, un es ceru, ka to satiet arī padomas dalībvalstis. Un arī mēs tiešām nodrošinot šo makro uzraudzību sistēmiskiem riskiem, Nu, šī kolēģija līdz to, to spēs labāk pamanīt un uzraudzīt. Šos ziņojumus jūs varat mierīgi lasīt un saprast, un tie ir tiešām izdevušies kvalitatīvi, tādēļ, ka mēs visi tiešām sadarbojāmies. Un mēs vēlētos, lai šāda veida sadarbība arī ļautu mums pārvarēt nākotnē dažādu veidu prātu celtās barjeras un uh, patvaļīgās barjeras, lai mēs arī pārvarot jau vēlēšanu kampaņu, skatītos kopīgiem mērķiem. Paldies! Paldies, tālāk Bereškundze. 4 minūtes. Godātais vicepriekšsēdētāja kungs, godātais Otmār Kāras kungs. Jā, lūk, otrā reize, ka mēs sadarbojamies, un man liekas, ka arī šoreiz mums izdevusi tikpat labs darbība kā pirmoreiz. reizi Komisija no savas puses arī piedāvā ļoti labu priekšlikumu, tādu struktūrētu, uh, labu priekšlikumu. Ja tiešām dalībās vēlas attīstīt arī vienu Eiropas finanšu tirgu, tad arī ir jāvienādo, jeb jānosaka Eiropas mēroga finanšu tirgus uzraudzība, lai neatkārtotos iepriekšējā krīze. Lai būtu līdz ar to skaidrs, kā mēs šos tirgus varam pieskatīt, uzraudzīt. Un ir tiesa, godātais Otmār Karas, ka jūs uzņēmāties šo atbildību arī no manas puses un kopā ar mani. Sākotnēji tas neizskatījās diezko labi. Daži uzskatīja, ka šis priekšums jau ir mīris. Un daži pat jau nopriecājās, ka tur nekas nesanāks. Bet mēs viņus pievīlām, mēs pacentāmies, lai dalībvalstis šajā gadījumā nevarētu vienkārši izmantot to kā tādu atrunu un uh, politiski neko nedarīt, uh, lai, piemēram, necīnītos pret naudas atmazgāšanu, un ka mums izdevās viņus pārsteigt un panākt, ka tiešām, ka tā nevar palikt, ka naudu vienkārši atmazgā, neviens ne par ko neziņo un nekas nemainās, bet skaidri nosakam, ka ir uzraudzība Eiropas mērogā, kas tam visam sekos turpmāk. Un es vēlos norādīt, Bija, protams, arī sarežģīts solis, eh, kurā mums bija grūtāk paredzēt ieraudzīt progresu, tieši domājot par arī uzraudzības iestādes to ilgspējību un skatot, kam piemēram arī banku uzraudzības iestādēm, un kā mēs tiešām varētu izveidot šīs iestādes uzraudzības lietas ilgspējīgā veidā. Tas bija pats sarežģītākais jautājums. Un tādēļ arī domājot par līdšanā pilnvaru sadalījumu, uh, mēs domājam gan par banku uzraudzību, gan arī apdrošināšanas un uh, citiem visiem jautājumiem, mēs tomēr tikām galā un mēs uzņēmām pareizo tādu risinājumu. Tā kā te nav runa par kaut kādu tādu izdomātu risinājumu, te ir ļoti labs risinājums, kā aizsargāt patērētāju intereses. Ja mēs skatāmies arī uz normas, ko esam izstrādājuši, piemēram, banku iestādēji, lai cīnītos pret naudas atmazgāšanu, uh, Tas ir pagaidām risinājums, lai nodrošinātu patiesi neatkarīgas e, iestādes darbību tur nākotnē. Mēs arī ņemam vērā realitāti, kā tā šobrīd ir. Bieži vien, bieži vien tās ir e, nacionāla mēroga apdrošināšanas e, iestādes, kas darbojas kā čaulas uz, uzņēmumi, kompānijas, kas neievēro pat arī vietējos likumus un jūtas pilnīgi uh, neaizskarami un visvareni. Un tādēļ mēs ceram, ka nākotnē mums izdosies to pāraut, jo pieprasam arī informāciju par finanšu darījumiem, kas kļūst par tādu atskaites punktu. Bet galvenais jautājums, protams, bija jautājums par pārvaldību. Un mēs spējam piedāvāt ļoti precīzus instrumentus, kādā veidā tiek pieņemti lēmumi un kā ir jāpārvar interešu konflikta jautājums mēs runājam par to, kāds ir šie jautājumi, kādā veidā tie jārisina, kad ir jāpiemēro kurš vairākums, kā mēs nodrošam šo uzraudzību un kādā veidā nepieļaujam Eiropas saimnības tiesību pārkāpumus. Arī sekojot nacionālo kompāniju uzraudzības iestāžu funkcijām, arī sekojot eh, <clears throat> pārobežu darbībām, ko veic liela uzņēmumi. Un un arī apstiprinātās publicēšanas struktūras nacionālās iestādes šajā gadījumā iegūs skaidrāku darbību mērogs. Un es ceru, ka jūs pārējie arī piekritīsit manai, manām diagnostikai par to, ka padomē valda zināma liekulība, kur viņi, kad runā par finanšu un kapitāla tirgu, vienmēr saka, ka tai jākalpo reālajai ekonomikai, bet brīdī, kad mēs vēlamies stiprināt tās pārvaldību, viņi parasti saka, ka ir jāsaklabā tomēr uh, nacionālā uzraudzība. Un to parasti definē angliski Member State Driven Institution. Nu, tas ir jau vecā dziesma, tas ir senpagājis laiks, mums jāskatās nākotni un saprotam, ka šobrīd tie ir pirmo soļi. Thank you. Our first um, speaker for the commission. Paldies. Pirmais uh, runātājs no komisijas būs vicepriekšsēdētājs Dombrovskis. Priekšsēdētājs kundze, cienījamie deputāti! Eiropas finanšu jomas uzraudzības sistēmas pārskatīšana ir ļoti svarīgs solis, lai veicinātu vienotu kapitāla tirgus uzraudzību. Tad man liels prieks, ka līdzlikumdevējiem izdevās panākt politisko vienošanos dažu nedēļu laikā, trialogu sanāksmu laikā februārī un martā. Un līdz ar to jūs arī varat nobalsot par šo likumdošanas priekšlikumu vēl pirms pārtraukuma, un tas arī ļaus veicināt finanšu stabilitāti kopumā, un mm, jo īpaši arī uzlabot Eiropas finanšu uzraudzības iestāžu darbību. Jāsaka gan, ka ambīcija līmenis atsevišķos priekšlikumos ir zemāks nekā komisija to sākotnēji uh, bija ierosinājusi. Bet jebkurā gadījumā mēs būtu ne, nebūtu nonākuši pie šī rezultāta, ja parlaments a, savā nostājā nebūtu bijis ļoti konstruktīvs. A, sarunu gaitā Eiropas parlaments pierādīja, ka viņi ļoti labi apzinās Eiropas uzraudzības iestāžu lomu, lai nodrošinātu tirgus integrāciju. Uh, Tādēļ vēlos pateikties līdzreferentiem Beres skundzei un Kāras kungam par veiksmīgo sadarbību. Paldies par šo sasniegumu un es ceru, ka balsojums plenārsesijā būs pozitīvs. Šī politiskā vienošanās ir nopietns solis uz priekšu, lai stiprinātu mūsu noteikumu a, kopumu, lai veicinātu finanšu uzraudzību Eiropas Savienībā. Šī vienošanās arī ir ļoti svarīgs solis uz priekšu, lai stiprinātu mūsu ietvaru ciņā pret naudas atmazgāšanu Eiropā, saskaņā ar komisijas priekšlikumu no 2018. gada septembra arī Eiropas banku iestāde iesaistīsies šajā darbā. Trīs uzraudzības iestādēm ir izšķiroša loma, lai nodrošinātu uzraudzības rezultātu konverģenci un lai uzlabotu situāciju kopumā Eiropā un Eiropas investē, investoriem. Mūsu mērķis ir patiesa kapitāla savienība. Patiesi, patiesa kapitāla, integrēts kapitāla tirgus var funkcionē tikai tad, ja noteikumi tiks vienādi piemēroti visās dalību valstīs. Es ceru, ka mums tagad izdosies atbalstīt šos jaunos instrumentus, kas ļaus uzlabot to, kā tiek uzraudzīta Eiropas finanšu nozare. Tagad uzraugu loma pēc pārskatīšanas būs efektīvāka un jaunās koordinācijas grupas, Mm, ļaus patiesi iedzīvināt šo uzraudzības fun funkciju. Tas atrisinās arī pastāvošās bažas par līdzvērtīgiem spēles noteikumiem, un tāpat arī ir paredzētas papildu funkcijas esmai, piemēram, saistībā ar ziņošanas pakalpojumiem. Es arī atzinīgi vērtēju to, ka tiek pastiprināts fokus uz patērētāju aizsardzību, uz korporatīvo pārvaldību, patērētāju interesēm un finanšu tehnoloģijām. Runājot par pārvaldību, tagad tā, būs iespējama labāka lēmumu pieņemšana, papildus pilnvaras ļaus uzlabot pārvaldību Tāpat arī ir paredzēti nepieciešamie finanšu resursu jauno uzdevumu pildīšanai. Es arī atzinīgi vērtēju 21. martā panākto politisko vienošanos par Eiropas sistēmisko risku kolēģiju, kas spēlēs ļoti nopietnu lomu Eiropas finanšu uzraudzībā. Tas ļaus veicināt Eiropas finanšu sistēmas stabilitāti Eiropas Savienībā, un šī vienošanās ļaus turpināt SRB efektivitāti un funkcionēšanu. Um, mēs esam ņēmuši, ir atbalsts, ir piedāvāt vairākas Eiropas parlamenta un padomes grozījumi, kas ļaus nodrošināt augstāku atbildības līmeni un palielinot arī ESRB redzamamību, palielinot pilnvarus un funkcijas vicepriekšsādātājiem un valdes locekļiem, un kā arī pieprasīja parlaments, tad arī paredzēts labāks regulējums trauksmes cēlājiem. Un tagad došu vārdu savai kolēģei Verai Jurovai. Paldies, Damaras kungs, tagad vārds Jurovas kundzēm. Priekšsēdētājs kundze, cienījamie deputāti. Uh, Komisijas prāt ir ārkārtīgi svarīgi noslēgt darbu pie kapitāla tirgus savienības izveidošanas un pabeigt arī darbu pie banku savienības. Mums ir jāatrod labi risinājumi uh, ar daudzajām, daudzajām problēmām, ar ko esam saskārušies, piemēram, naudas atmazgāšanu, teroristu finansēšanu. Uh, esam saskārušies ar ļoti nopietniem gadījumiem Eiropā, kur ir iesaistītas arī Eiropas bankas. Uh, Zināt, ka šis 17. gada priekšlikums tika tālāk attīstīts 18. gada decembrī, lai labāk ņemtu vērā problēmas, kas pastāv ar naudas atmazgāšanu, un tika arī pārdefinēts trīs uzraudzības iestāžu lomas šajā kontekstā. Esam ļoti priecīgi, ka izdevās panākt politisko vienošanos pie, ļoti, pie šī ļoti svarīgā faila. Jaunie noteikumi nosaka, ka risku mazināšana finanšu nozarē, ka šī funkcija tiks centralizēta Eiropas banku iestādes funkcijās. Tā varēs apkopot, izanalizēt, izplatīt informāciju, lai nodrošinātu to, ka visas atbildīgās iestādes efektīvi un konsekventi uzraudzītu riskus, naudas atmazgāšanas risku un nodrošinās arī to, ka visas iestādes efektīvi apmainīsies ar informāciju. Arī gadījumos, ja tiek pārkāpti Eiropas Savienības tiesību akti, arī šīs situācijas ir precizētas tā, lai varētu nekavējoties rīkoties, ja tiek pārkāpti naudas atmazgāšanas noteikumi nacionālā līmenī. Lai panāktu šo vienošanos, visām pusēm vajadzēja darboties ļoti aktīvi, ļoti apmēji, apņēmīgi. Vēlējos pateikties Eiropas parlamentam un Rumānijas parlamentam par to, ka uh, visi tiešām ieguldīja darbu, lai panāktu vienošanos ļoti ātri. Ir ļoti iedrošinoši redzēt, ka visas trīs institūcijas ir vienotas, lai panāktu patiesu situācijas uzlabojumu šajā ļoti svarīgajā jomā. Uh, Paldies, un tagad uh, konstitucionālo jaut komit jautājumu komitejas priekšsēdētāja Hubners kundze. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi. Eiropas finanšu uzraudzības sistēma balstās uz ļoti nopietnu institucionālo struktūru, kas aptver ļoti plašu dalībnieku joku, tā ir skaitā arī Nacionālās bankas, Eiropas Savienības institūcijas, un, manuprāt, tā ir bijusi ļoti efektīva koordinācijas platforma, kas ļauj uzraudzīt riskus Eiropas Savienības perspektīvām. Bet bija nepieciešams pārskatīt uh, regulu, ņemot vērā to, ka situācija ir mainījusies, konteksts mainījies, uh, proti, ka ir izveidota Eiropas banka iestāde un ka tiek veidot kapitāla tirgus savienība. Es piekrītu komisāram Dombrovskim, ka pārmaiņas ambīcija līmenis būtu varējis būt uh, augstāks, bet uh, redzam, ka ir daudz labi elementi, uzlabots caurs, uzlabota caurskatāmība, piemēram, uh, šie elementi ir vēl uzlaboti sarunu gaitā. Paldies! Paldies! Nākamā runātāja pietikainēnas kundze. Uh, Pusotra minūte. Vienpadsmit gadu laikā, kopš esmu Eiropas parlamenta deputātē, mums ir bijušas vairākas diskusijas par uh, vienotu Eiropas finanšu tirgus uzraudzību, un arī esam daudz runājuši par kapitāla tirgus savienību. Uh, Ja vēlamies veidot labklājīgu Eiropu, tad mums ir jāizveido kopīgs kapitāla tirgus. Un ja mēs izveidosim kapitāla tirgu, tad ir uh, nepieciešama patiesa Eiropas finanšu uzraudzība pār dažādām institūcijām. Un Uh, lai gan es varu apsveikt abus uh, referentus ar to, ka ir izdevies izdarīt lielāku spiedienu uz dalību valstīm, ka ir panākts uh, lielāks ambīciju līmenis un spērta ļoti svarīgi soļi. Man, diemžēl, ir jānorāda, ka uh, visoptimālākais, labākais risinājums vēl nav panākts. Uh, Un uh, man ir tiešām ļoti žēl redzēt, ka dalībvalstis izrāda tik lielu pretestību tam, lai tiktu izveidota patiesa Eiropas finanšu uzraudzība. Um, es nesaskatu, ka dalībvalstīm būtu šāda mm, interese. Mēs to mm, Redzam, ka ir at dažādas attieksmes pret finanšu uzraudzību. Redzam, ka ir tikai tādas īstermiņa nacionālas uh, intereses un redzējums. Tas nav savienības labā, bet gan tas ir tikai uh, katras individuālās dalībvalsts labā. Paldies! Paldies un divas minūtes Gils kundzei. Paldies priekšsēdātājiem! es pieteicos runāt, lai runātu par ziņojumu, kas ir uh, jau ļoti sens. Es vēlos pateikt abus referentus, Beres kundzi, Karas kungu. Uh, ierosinātās reformas ir ārkārtīgi svarīgs solis uz priekšu, jo vienots noteikumu kopums attiecībā uz uh, finanšu tirgus uzraudzību sniegs būtisku ieguldījumu, lai uzlabotu kapitāla tirgus labāku funkcionēšanu. bet ir ļoti svarīgi, lai šajā ziņojumā tiktu stiprināta arī patērētāja aizsardzība, lai toksiski finanšu produkti tiktu aizliegti un uh, lai tiktu ņemta vērā arī klimata, vides un sociālās pārvaldības faktori. Bet baidos, ka visa šī darbība būs bezjēdzīga, ja mēs lielāku uzmanību nepievērsīsim cīņai pret naudas atmazgāšanu. Tad priecājos dzirdēt komisāras Jūrovas teikto. Eiropas bankas pēdējo sešu mēnešu laikā ir zaudējušas 20 eh, miljardus eiro no akciju vērtības naudas atmazgāšanas dēļ. Regulātoriem ir jāparāda paties eh, vēlme un ambīcijas cīnīties pret šo problēmu. Uh, es apzinos, ka mums vēl nav izdevies panākt vislabāko līdzsvaru starp Eiropas līmeni un nacionālo līmeni. Šī, protams, ir ļoti smalka robeža, bet tas nozīmē, ka dalību valstīm ir jā, jābūt vēlmei mainīt status quo. Tā ir katastrofas recepte, tā noveda pie iepriekšējās finanšu krīzes. Bankām un nacionālajiem uzraugiem ir būtiski jāmaina sava uzvedība, ja mēs vēlamies, lai kapitāla tirgus savienība kļūtu par realitāti. Paldies! Paldies! Marijas kungs! Paldies priekšsēdētājiem! Kārasa kungs iepriekš atsaucās uz ziņojumu, ko viņš sagatavoja pirms pāris gadiem par trojkas spēlēto lomu Grieķijā Tas bija ļoti svarīgs ziņojums, bet šī ziņojuma secinājumiem jau nav bijusi nekāda jēga, jo trojka turpina darīt to, ko viņi vēlas Grieķijā. Un Grieķijas cilvēki nesaņēma nekādu kompensāciju par ciestiem zaudējumiem. Pat Aizlabama kungs, kas ar mani runāja, teica, ka mm, Grieķijas in, Grieķijas cilvēku intereses nav ņemtas vēlā. Es piekrītu, ka ir nepieciešami vienoti noteikumi, lai cīnītos pret naudas atmazgāšanu, kas arī ir, protams, izšķirošs faktors. Mums ir jācīnās pret problēmām plašā mērogā, ja vēlamies nodrošināt demokrātiju Eiropā, lai mūsu uzraudzības uh, tad mūsu uzraudzības sistēmai ir jādarbojas atbilstoši un, protams, jācīnās ļoti rūpīgi pret naudas atmazgāšanu. Paldies, un tagad pusotra minūte kārtie kungam. Paldies! Komisāri zinās, ka ir daudzi spēki Eiropā, kas ir pret mūsu kapitāla tirgus projektu, un to viņi dara, lai uh, novērstu uzmanību no citām problēmām banku nozarē, piemēram, ēnu banku nozare un pārobežu finansējumu. Uh, tas, kas pats par sevi rada būtiskus riskus finanšu stabilitātēm. Bet jāsaka, kas attiecas uz šo, šo pārskatīšanu, tad mūsu grupa uzskata, ka Eiropas uzraudzības ierā, iestāžu pilnvaru paplašināšana ir absolūti nepieciešama. Dažos gadījumos mēs redzam, ka ir dalībvalstu pretestība uh, cīnīties pret to. Un tas balstījās arī uz nevēlēšanos eh, cīnīties eh, pret eh, ēnu banku sektoru, lai mm, izvairītos no jebkādas uzraudzības. Un lūk, tieši uzraudzības trūkums un noslēpumainība ir tā, kas ir radījusi šādu te situāciju. Sarunu rezultāts ir tālu no ideālā, un tam būtu bijis jābūt ambiciozākam. Uh, Mums nevajag vienkārši palielināt uzraudzību, bet eh, mums eh, vajag izvairīt, samazināt šo te ēnu eh, neucēlā banku sektora apgrozījumu un darījumu skaitu. Paldies. Nākošais Kīgolkungs uz vienu minūti. Šis ziņojums par Eiropas finanšu uzraudzības sistēmu uh, sistēmu rāda, ka Eiropas eh, komisija ir eh, sagatavojusi eh, dokumentu par Eiropas finanšu tirgu pāraudzību un Eiropas ar lielāku vairākumu ir iesnieguši spēcīgus priekšlikumus, kur pats svarīgākais ir patērētāja aizsardzība, cīņa pret delegāli iegūtu līdzekļu uh, izmantošanu, un tas atklāja eh, bedīgo realitāti par to, ka Banku Savienība un uh, Finanšu uh, Savienība faktiski uh, strādā it kā pretējā virzienā, jo iekšējās lēmšanas struktūras nav atbilstošas un, diemžēl, vēl ir tāls ceļš ejams līdz uh, īstai eh, banku savienības izveidei. Paldies, Tankungs! Eiropas uzraugi sastopas ar daudzām problēmām - pārāk maz eh, darbinieku, pārāk maz finansējuma, un dalība valsts, diemžēl, vēlas saglabāt šādu te eh, neveiksmīgu situāciju un uh, referentiem nav izdevies aizstāvēt kopēju Eiropas eh, uzraudzības ideju. Uh, kopējais Eiropas kapitāla tirgus un tā uzraudzība ir tieši tas, kas var padarīt mūsu tautsājumniecības noturīgāks pret satricinājumiem. Un uzraudzības uh, struktūrām ir jāmacā, jāmācās no tām kļūdām, uh, Eh, kādas esam pieļāvuši pagātnē, un viena no šādām kļūdām ir Brexit. Cik lielā mērā viss šīs kļūdas ir izraisījušas Brexit vai veicinājušas to? Eh, uzraudzības eh, satvars Eiropā ir vajadzīgs tādēļ, lai cīnītos ar sakām, ko rada krīzes, lai radītu ilgspējīgu finansēšanas modeli, lai cīnītos pret terorismu un lai varētu risināt visus šos problēmas, bet svarīgākais ir ilgspējīgs eh, finansējums. Un eh, mēs zinām, ka klimata pārmaiņu politikas realizācija eh, šobrīd nebūtu nav atbalstīta ar finansējumu. Tas nav paredzēts nevienā budžetā. Un tieši tādēļ uzraudgiem būtu jāuzņemās vadība uh, ar pilnvarojumu, kas tiek nodots viņu rokās, lai sagatavot finanšu sektoru nākotnes atricinājumiem gan īstermiņā, gan ilgtermiņā. Jaunie priekšlikumi ir ļoti saulēcīgi, tādēļ es e, apsveicu referents, e, kas ir risinājuši šīs problēmas, kas ir saistītas ar nākotnes problēmu risināšanu. Tā kā paldies jums par to! Paldies, un līdz ar to uh, mūsu runātāju uh, saraksts ir izsmelts, un tagad viceprezidentam Dombrovskim vārds. Cienījamie deputāti, paldies, uh, paldies par šīs dienas debatēm un uh, ziņojumiem. Jā, nu, rezultāts nav tik ambiciozs, cik daudz no jums būtu vēlēt, vēlējušies, taču šis politiskais uh, Šī politiskā vienošanās ļaus panākt eh, konverģenci nākotnē. Un tas ir ļoti svarīgs solis mūsu ceļā uz eh, kapitāla tirgus savienības izveidi. Tā kā vēlreiz paldies referentiem eh, Karaskungām, Berešas kundzei un vēlreiz aicinātu jūs atbalstīt to vēlreiz ar savu balsojumu rīt. Paldies, un tagad Karaskungs jums vārds. Priekšsēdētājs kundze. Nu, iespējams, ka Eiropas pilsoņi mums kaut ko varētu teikt šajā uh, sakarā. Eiropas parlaments šo, uh, šodien ir strādājis pie vairāk nekā 13 dažādiem ziņojumiem finanšu jomā, un par tiem mums ir arī jābalso rīt. Un uh, mums kaut kādā veidā pēc krīzes vajadzēja eh, reaģēt, uh, izveidojot Eiropas uzraudzības schēmu. Un uh, trīs ziņojumi ir vērsti tieši uz uh, to, lai padarītu šo sistēmu uh, pieska, piemērot darboties spējīgu nākotnei, lai turpinātu veidot un padziļināt uh, kapitāla tirgus savienību un uh, monetāro savienību. Tas ir labas ziņas Eiropas pilsoņiem, uh, kas var nodrošināt investīcijas reālajā ekonomikā, darba vietu pieaugumu un uh, izaugsmi. Uh, Eiropas Savienībā, un tas rāda, ka mēs esam spējīgi rast risinājumus, ja turamies un strādājam kopā. Un uh, Jāsaka, ka šeit mēs es gribētu pateikties visiem, eh, kas ir strādājuši pie šiem eh, ziņojumiem, un paldies par lielisko sadarbību. Paldies, Beres skunda. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos pateikties visiem kolēģiem par to tonalitāti, kādā notritēja debats, jo komisijas vicepriekšsēdētājs domāja, ka visi kolēģi neatkarīgi no viņu politiskās piedarības Eh, lika noprast, ka viņiem ir kopīgas jūtas ar līdzreferentiem. Parlaments vēlējās būt tālajoši, bet eh, beidzot mums eh, nācās sadurties, atdurties pret padomas mūri. Piemēram, ja ir kāda pārobeža aktivitāte, ja jūs sagatavojat prospektiņus vai arī uh, Jūs paredzat saviem mm, uz, e, apdrošināšanas uzņēmumam iekšējo modeli, tad tā būs kompetentā nacionālā līmeņa iestāde, kurā e, subsidiaritātes un tuvuma vārdā izvērtēs risku. Es domāju, ka šeit padomu kļūdās. Es domāju, ka mēs būtu varējuši kopā ar Otomāru Karasu e, soli pa solim panākt to, kas bija iespējams, bet mūsu pēctečiem nāksies perspektīvā skatīties uz šo lietu un sekot tam, lai tā lai e, uzņēmums tiktu pakļauts ne tikai vienai nacionālajai lēmē iestādēji, kā jau ir runa par trešajām valstīm, tad mēs e, e, veidotu platformas centrālajiem depozitārijiem, un es domāju, ka jaunais parlaments būs nozīmīgs ar to, kā pilsoņi apzināsies, ka tad, kad viņi Eiropas garu un iespēju kopīgi veidot Eiropas tirgu, tas ir tirgus, ar ko mums jāsaskaras tāds šajā plenārsēžu zālē un ļoti uzcītīgā darbā, soli pa solim, mums izdodas efektīvi strādāt mūsu pilsoņu interesēs. Paldies! Much, Paldies! Deputātei Beresai! Šīs debatas tūlīt eh, tiek slēgtas un balsojums notiks rīt, bet tagad mēs Pārējām pie nākošā darba kārtības punkta, kas ir kopīgās debatas attiecībā uz prasī, eh, prudenciālām prasībām un uzraudzību par investīciju firmu prudenciālo uzraudzību, un es dodu vārdu referentam Ferberam. Paldies, priekšsēdētāji komisāra kungs, godātie kolēģi. Mēs Eiropas Savienībā esam izvirzījuši par mērķi izveidot uh, tādu uh, regulējumu uzraudzības modeli, kas balstās uz uh, uh riska novērtējumu uh, samērīgi uh, cikl, cikliskumam. Un ieguldījumu brokeru sabiedrībām ir tāds darbības modelis, kas ievērēm atšķirs no banku darbības modeļa un arī attiecībā uz riskiem. Un uh, jaunā regulējuma mērķis ir ņemt uh, šo uh, faktu vērā un izveidot atbilstošu regulējuma režīmu šīm sabiedrībām. Uh, Daži kolēģi un dažas dalību valstis vēlētos pārņemt e, jaunus noteikumus ne tikai no banku regulējuma, bet izveidot īpašu e, sistēmu šim, e, šai uzraudzībai, un tas ir arī izdevies ir diferencētas trīs kategorijas - lieli, sistēmiski uh, brokeru uzņēmumi, uh, tad ir uh, vidēji lielas un uh, sistē, nesistēmiski uzņēmumi. Tie uh, nodarbojas ar klasiskiem darījumiem, ar vērtspapīriem un trešā kategorija nelieli uzņēmumi, kam ir neliels risks un kam ir mazāk stingra, eh, stingri regulējumi. Un eh, uz eh, šādu sadalījumu arī balstās jaunais uzraudzības režīms. Jaunais ietvars ir ne tikai samērīgs, bet arī robustāks, it īpaši attiecībā uz trešo valstu režīmu un divreiz jau ir atlikta apvienotā karaliste e, savu izstāšanu no Eiropas Savienības, un uh, tas uh, arī ir svarīgi šī uh, regulējuma sakarā, attiec, domājot par šīm brokeru Uh, sabiedrību regulējumu no apvienotās karalistes, kad uh, tā, tie tiks kļūst par trešo valstu uzņēmumiem. Ir paplašināts ekvivalences kritēriju uh, kopums un Eiropas uh, komisijai ir dodas lielāks um, rīcības um, iespējas, izvērtējot kritēriju atbildību. Un mēs esam arī uh, noteikuši komisijas uh, pārskata atbildību parlamenta priekšā šai jomā. Un uh, šī reforma uh, ir svarīgs uh, solis, lai sagatavotu uh, finanšu uh, tirgu Brexitam un mums ir izdevies panākt labu un saprātīgu kompromisu. Pateicos visiem ēnu referentiem par labu konstruktīvu sadarbību, visām politiskām grupām, padomes prezidentūrai un, e, protams, Eiropas komisijai, kas ir devusi savu konstruktīvo ieguldījumu. Liels paldies! Liels paldies! Un tagad vārds viceprezidentam Dombrovskim. Godātie deputāti, vispirms vēlētos pateikties referentām Ferberam par paveikto darbu, par eh, pārskatīt ieguldījumu brokeru sabiedrības prudenciālās uzraudzības uh, sistēmu ir eh, svarīgs pasākums, ir Eh, vienots eh, noteikumu eh, kopums vidējiem maziem brokeru uzņēmumiem palīdz mums turpmāk integrēt tirgu un joprojām šīs firmas tiek uzraudzītas tāpat kā bankas un lielāk lielie brokeru uzņēmumi uh, tiks pakļauti uh, vienotajam uh, uzraudzības mehānismam. Un uh, tāpat uh, ekvivalents režīmā arī trešo valstu uh, firmas varēs sniegt pakalpojumus Eiropas Savienībā ir, tas ir svarīgi, bet ir jānodrošina ekvivalences caurskatāmība un arī garantijas. Un tāpat tiek pastiprināta esmas loma uzraugot trešo valstu uzņēmumu atbildību. Es īpaši pateicos parlamentam un referentam Ferberam par konstruktīvo sadarbību un izpratni, ko e, apliecināja ne tikai referents, bet arī ēnu referenti likumdošanas procesā komisijas izvirzītie mērķi lielā mērstā e, sasniegti. Tagad komisija uh, strādās pie vienotā noteikumu kopuma īstenošanas attiecībā uz brokeru uzņēmumiem. Uh, un uh, raudzīsies uz to, lai tas tiktu veikts pilnībā un saulaicīgi. Tagad vārds nākamā runātāja Delvo kundzei divas minūtes. Paldies priekšsēdētāji, vēlējos es pirms pateikties mūsu referentam uh, Ferberam par to, kā viņš organizēja darbu un kā viņš aizstāvēja mūsu nostāju trialogu sarunās. Uh, Mums ir izdevies izveidot labu regulējumu. Tas bija nepieciešams un gaidīts. Uh, tas ir um, risk specifisks un uh, pieskaņots dažādu investīciju uzņēmumu darbībai un ņem vērā arī uh, Um, to apstākli, ka bija izņēmumi un uh, atsevišķi uzņēmumi netika pakļaut nekādai uzraudzībai. Ir 11 dažādu uh, šādu uzņēmumu veidi saskaņā ar ebas klasifikāciju, un šī uzņēmumi ir sadalīti trīs grupās ar sistēmisku uh, nozīmi, ka, uz ko attiec banku regulējums, otr, otrie, otrā grupa ir uh, vidēju uzņēmumi, un trešā grupa ir mazi uzņēmumi, kas nerada sistēmisku risku un kam ir daudz uh, mazāk stingrs regulējums. Eh, tāpat ir prasības par pašu līdzekļiem, lai garantētu stabilitāti. Tāpat ir arī noteikti pārvaldības noteikumi un eh, pienākums daudziem uzņēmumiem izveidot risku un atalgojumu komiteju. Un eh, tāpat ir uzsvērts dzimumu līdzsvars. Es uz to uzstāju un uzskatu, ka tas ir ļoti pozitīvi un atalgojuma politika ir jābūt nediskriminējošai. Es arī pozitīvi vērtēju to, ka šis atalgojums nedrīkst būt ar mērķi gūt maksimālu pelnu īstermiņā. Un tāpat ir arī paredzēta noteikuma, lai piešķirtu ekvivalenci un uh, uzdots ebai uzraudzīt finanšu tirgus. Paldies! Viegas kungs neatrodas zālē, pārējām pie brīvā mikrofona procedūras. Nākamais runātājs Marijas kungs. Jā, brother. Καταρχάς να εκφράσω τη συμπαράστασή μου στο γαλλικό. Priekšsēdētāji, vispirms vēlos uh, izteikt līdzjūtību Francijas iedzīvotājiem, kurus tāpat kā visu cilvēci satrieca šī katastrofa. Uh, ugunsgrēks Parīzes svētās Dievmātes katedrālē. Tas ir Eiropas kultūras mantojums, kas ir cieši šajā ugunsgrēkā. Šīs dienas diskusija par uh, ir ļoti svarīga, jo tiek noteikti uh, konkrēti uzraudzības noteikumi, tīpaši lielās investīciju firmās, kas var radīt sistēmisku risku. Tādēļ uh, šie noteikumi ir nepieciešami. Līdz šim uh, Uh, bankas uh, tika regulētas, bet mazējiem uzņēmumiem ir uh, savi noteikumi, vidējiem uzņēmumiem citi. Bet mums ir jāņem vērā arī tas, ka notiek Brexits. Daudziem no šiem uzņēmumiem galvenā mītre atrodas Londonā. Un šis jautājums ir jārisina. Paldies. Tagad vārds Dombrovska kungam. Madam Chair. Godējumie deputāti, paldies par šo diskusiju un par eh, dažādajām izteiktajām idejām, diskusijām. Mēs redzam to, ka reforma tiek, eh, ir apsveicama, ir eh, lielāka proporcionalitāte, nodrošinās labāku kapitāla tirgus darbību noguldītāju interesēs un paturot investīciju uzņēmumiem zinām prudenciālo ietvaru ir saprātīgi tāda, kādas risku pazīmes tiek identificētas un paredzēts ekvivalents režīms visiem šiem pakalpojumiem un Eiropas klientiem vienlaicīgi nodrošinot vienlīdzīgus spēles noteikumus. Un arī tas skars eh, Tam piemērosies arī trešajās valstīs esošās firmas, turklāt šeit jāņem vērā Brexit konteksts, un es pieņemu zināšanai vairāk kolēģis izteiktās piezīmes. Jaunais režīms paredz adekvātu ieviešanas periodu ar nolūku panākt vienotas noteikums dažu gadu laikā, un es rēķinos ar jūsu atbalstu, lai panāktu to, ka šo noteikumu mērķi tiek sasniegt. Paldies, komisāri! Un tagad vārds Ferberam kungam referentam uz divām minūtēm. Paldies, priekšstādātājs kundze. Vispirms vēlos ļoti sirsnīgi eh, pateikties visiem, kas ir bijuši tik izturīgi un eh, turpina piedalīties di, eh, šajās te diskusijās. Un paldies arī visiem ēnu referentiem, kas ir veltījuši laiki un strādājuši pie ziņojuma. Un paldies arī Dabrovska kungam. Un mēs esam paveiguši darbu komitejā pie šī te dokumenta, pie ziņojuma. Un rīt par to ir jābalso nobalso. Un mēs par to esam eh, tiešām ļoti eh, rūpīgi strādājuši un eh, esam pacentušies nodrošināties pret nākotnes satricinājumiem. Un jā, nu, ir strādāts arī pie tehniskām detaļām. Uh, Un uh, tas tiešām ir prasījis uh, daudz uh, darba, un jā, nu parasti jau avīžu virsrakstos nonāk tas, kas kaut kā īsti neizdodas. Bet šeit, mm, jā, nu kaut kas mums tur tā īsti mm, varbūt nav izdevies, tad un droši vien, ka mēs te neesam pārāk skādi eh, nodarījuši lielo eh, mazajām investīciju firmām. Es domāju, mēs varam lepoties ar eh, savu darbu, jo mēs te esam centušies tikt galā ar atvasinātajiem vērtspapīriem, invest, brokeru ieguldījumu sabiedrībām, lai nodrošinātu to, ka mūsu finanšu tirgs ir ilgspējīgs un stabils un ceru, ka tas tā arī būs nākotnē. Paldies! Paldies, Ferberkungs, par darbu. Debates ir beigušās. Balsojums tā tad rīt. Tālāk nākošais darba kārtības kung, nākošais eh, punkts ir neizdošanās pieņemties digitālo pakalpojumu nodokli komisijas paziņojums. Un uh, uz šīm debatēm nav uh, paredzēta brīvā mikrofona procedūra un uh, nav arī uh, iespēja uzdot zilās kartītes jautājumus. Un uh, komisijas vārdā uh, Dāmbrovs kungs jums vārds. Jā, paldies priekšsēdētājs kundze cienījamie. Deputāti, paldies, ka organizējāt debates uh, un radāt iespēju runāt par uh, digitālo pakalpojumu nodokli, un padomē nebija iespējams panākt vienošanos. Es zinu, ka jūs atbalstījāt mūsu priekšlikumu, un es par to jums pateicos nedaudz vēlētos atgādināt, kādēļ mēs prezentējām iniciatīvu par šo jautājumu 31. martā 2018. gadā. Mums noteikti bija, mums nu bija noteikti iemesli, jo nebija atrisināta virkne problēmu. Un tas ir jāpatur prātā, un mēs to paturējām prātā, strādājot pie tā tālākos mēnešus. Uh, Korporatīvo nodokļu eh, normas vairs neatbilsta modernai globālajai ekonomikai. Eh, tas, eh, tas vairs, piemēram, neapliek ar nodokli digitālos pakalpojumus. Un mūsu pašreizējos fiskālos noteikums nevar piemērot jaunajai darbībai. Un ļoti žā, rēti šāda te darbība internetā tiek aplikta ar nodokļiem. Uh, Un tas, protams, grauj konkurenci un nenodrošina vienādus eh, spēles noteikumus visiem. Un tieši tādēļ eh, mēs eh, ierosinājām digitālo ekonomiku aplikt ar taisnīgiem nodokļiem. Vispirms struktūrāls priekšlikums mainīt korporatīvās, nu, korporatīvo nodokļu nosacījumus darbībai, kas notiek caur digitāliem kanāliem. Tas ir visaptverošs risinājums. Un tālāk precīzāk mērķēts priekšlikums, eh, kas eh, paredz provizorisku eh, digitālo nodokli par aktivitātēm, kas šobrīd izvairās no jebkādu nodokļu nomaksas. Nu, tas ir tāds starp risinājums, kamēr notieks globāla vienošanās par um, nodokli un, diemžēl, dalība valstis nav spējušas panākt vienprātīgu vienošanos par eh, digitālo pakalpojumu nodokli eh, par spīti tam, ka vairākums dalību valsts, valsts to tomēr atbalstīja. Bet par šo uz šo failu attiecas eh, vienbalsības balsojums un eh, nodokļu jomā eh, visi lēmumi tiek pieņemti ar vienbalsīgu balsojumu. Šis ir piemērs tam, kad šis vienprātība, ka šī vienprātības prasība mm, attiecas uz lēmumiem, kas ir saistīti ar uh, vienotā tirgus stiprināšanu. Un jāsaka, ka šī situācijā uh, vienprātības princips vairs īsti nedarbojas un netraucē pieņemt progresīvus lēmumus. Bet uh, šis te darbs, kurš ir uh, novedis uh, pie jaunā kompromisa par digitālo pakalpojumu nodokli, nav bijis veltīgs, jo tas ir radījis uh, satvaru. Uh, Mm, un e, izveidojas e, valstu kodoli, kas vēlas turpināt darbu e, pie digitālā pakalpojuma nodokļu sistēmas ieviešanas. Un, ja G20 un OECD um, nepanāks eh, globālu vienošanos 20. gadā, tās turpinās eh, iesākto darbu. Digitālo pakalpojumu nodoklim ir arī priekšrocība tādā, eh, tādējādi, ka tas ļauj turpināt sarunas ar OECD un G20 par visaptveroša lēmuma pieņemšanu. Un ilgtermiņa eh, lēmums, kas izriet no ekonomikas digitalizācijas, ir eh, ārkārtīgi svarīgs, un eh, tas ir jāpabeidz līdz 2020. gadam digitālā uh, ekonomika ir globāla, un līdz ar to tādam jābūt arī uh, nodoklim. Uh, tas izrietē arī no finanšu ministri, ministru diskusijas G20 ietvaros, un tādēļ ir ļoti svarīgi koordinēt Eiropas centienus arī OECD. Uh, runāt, runājot vienā balsī, mēs labāk varēsim aizsargāt mūsu intereses. Tādēļ ir ļoti svarīgi, lai mūsu centienos modernē, modernizēt uzņēmumu nodokļu no, eh, notei, nosacījums eh, un eh, jāatrod ceļš, kas pārmērīgi nesarežģīto piemērošanu, mums ir jāizveido vienkārša un skaidra sistēma. Mums tā ir nevis jālāpa, bet jāreformē. Paldies! Zunächst EVP, Herr Karas. Tagad ETP eh, grupas vārdā Karaskungs jums divas minūtes. Priekšsēdētāji, eh, komisijas vicepriekšsēdētāji, kungs, dāmas un kungi. Š, mums visiem zināms, ka šīs jautājums ir ļoti aktuāls efektīvais uzņēmumu eh, nodoklis 23% apmērā ir maziem un vidējiem uzņēmumiem jāmaksā, bet lielie digitālie uzņēmumi mm, patiesībā tas ir 1,5% un daudzos gadījumos lielie uzņēmumi maksā tikai 1% nodokļos. Tas ir netaisnīgi, tas kropļo uh, konkurenci vienotajā tirgu, un tas nāk par sliktu vidējiem maziem uzņēmumiem. Un sociālā tirgus ekonomika nevar samierināties ar šādu situāciju. Visi priekšlikumi, kā pārvarēt uh, šādu netaisnību uh, ir sagatavoti. To ir sagatavojis parlaments, mūsu komi parlamenta īpašā komiteja. Un mēs esam pieņēmuši arī lēmumu par digitālo pakalpojumu nodokli. Bet kā, kādēļ mēs ciešām neveiksmi? Tas notiek tādēļ, ka politi pietrūkst politiskās grības eh, dalību valstīm, jo pastāv nodokļu paradīzes Eiropas Savienībā, un šo jautājumu var izlēmt tikai ar vienbalsīgu lēmumu. Un tādēļ eh, notiek bloķēšanās, un mēs saduramies ar šo vienbalsības principu, lai varētu digitālo pakalpojumu nodokli uh, ieviest, lai mēs varētu darboties, uh, lai varētu panākt to, ka nodokļi tiek maksāti tur, kur tiek gūta peļņa. Paldies. Tagad sociāldemokrāta grupas vārdā Tānga kungs. Ja, voorzitter, ik zal in het Nederlands spreken. Veel mensen priekšsēdētāji runāšu nīderlandiešu valodā. Mēs eh, daudzi cilvēki jūt, eh, ka ir krīzē, tiek eh, ierobežotas algas, tiek veikti taupības pasākumi, un vai tas nav cīniski, ka tie uzņēmumi, kas ir piedzīvojuši milzīgu izaugsmi, Apple, Google, Facebook um, nemaksā gandrīz nekādus nodokļus par sniegtajiem finanšu pakalpojumiem. Vai eh, tieši eh, atsevišķas valstis eh, ir ieviesušas šādu nodokli, vai tas ir pamatoti? Jā, un tādēļ mums ir arī pamats šodien uh, apšaubīt vienbalsības principu šajā jautājumā Eiropas Savienībā. Uh, protams, tiek izdarīts uh, spiediens uz atsevišķām valstīm sarunu uh, Uh, procesā starptautiskā uh, līmenī mēs vēlamies panākt uh, vērienīgas reformas attiecībā uz digitālo pakalpojumu nodokļiem. Tas neapšauba globalizācijas procesu vai digitālos pakalpojumus Nīderlande, Vācija, citas valstis ir gatavas rīkoties. Ir jāveic pamatīgas reformas, uh, Uh, attiecībā uz to, kā peļņa tiek aplikta ar nodokļiem. Eiropas parlaments iestājas par uh, šādu uh, reformu. Ir pieņemts lēmums arī par konsolidēto uzņēmumu nodokļu bāzi bet ir arī atsevišķas valstis, piemēram, Austrija, kas Uh, neļauj mums virzīties uz priekšu. Es aicinu citas valstis mums pievienoties, dosim uh, signālu, ka mēs vēlamies virzīties uz priekšu starptautiskajā sarunu procesā un uh, panākt to, ka arī lielie uzņēmumi piedalās infrastruktūras un skolu finansēšanā, tā skaitā transnacionālie uzņēmumi. GoNGL grupas vārdā Širdevan kungam vārds. Paldies priekšsēdētāji. Interneta un tehnoloģisko uh, gigantu uh, eh, politiku nodokļu jomā ir zināma. Uh, šie uzņēmumi pēdējā laikā praktiski nemaksā nekādus nodokļus ASV eh, un pat eh, ir eh, negatīvs, negatīva nodokļu likme šiem uzņēmiem, tādiem kā Google un Amazon paredzēts. Un, diemžēl, mēs nesam nonākuši ne pie kāda uh, lēmuma šai jautājumā. Mu ir nepieciešams uh, uh, pārveidot nodokļu sistēmu 21. gadsimta apstākļos, un tas nenozīmē to, ka tiktu nomelnots internets vai digitālie pakalpojumi. Arī Vācijas finanšu ministrs iestājas par to, ka visiem jāmaksā taisnīgi nodokļi. Tagad vārds Gigold kungam vienu minūtu. Priekšsēdētājs kundze, tas, ko mēs šeit vērojam, Tas ir tāds bēdīgs, bēdīgs, bēdīgs notikums Eiropas Savienībai. Eiropas eh, komisija eh, ir vērsusies eh, pie netaisnības novēršanas digitālo nodokļu jomā ar nepilnīgu tiesību akta priekšlikumu. Un faktiski Pie tam vēl padomē vispār tika noraidīts, eh, noraidīt iespēju nu, šādu nodokli iedibināt. Un kāpēc? Tieši tādēļ, ka pastāv nodokļu eh, paradīzes Eiropas Savienības ietvaros un, eh, piemēram, ja mēs šeit nevaram panākt Eiropas uh, risinājumu, tas ir jārisina OCD e ietvaros. Uz to raugās visi uh, vēlētāji. Un lielā uh, koalīcija Vācijā arī ir atbildīga par to, ka mēs neesam panākuši to, ka mums būs digitālo pakalpojumu nodoklis. Paldies! Jā, nu, ir skaidrs, ka tuvojas vēlēšanas, vēlēšana cīņa sāks jau šeit. Nākošais runātājs eh, Šašņērca kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Nodokļi ieviešana eh, ir, nav izdevusies. Tā ir nodokļu maksātāju uzvara. Ik viens eiro, ko paņemat jūs, kuri tērējat nodokļu maksātāju naudu, ir nodokļu maksātāju uzvara. Vienīgā taisnīgā sistēma ir tā, kura dod iespēju cilvēkiem paturēt naudiņu pie sevis un kur tā viņiem netiek atņemta. Vislabākais resi, risinājums arī nākotnēji būtu atstāt naudu tiem, kuri tie ir nopelnījuši. Tad, kad vienmēr jūs sakat, ka jūs gribat vairāk naudas skolām, slimnīcām, ka jums trūks naudas skolās, slimnīcās, tad atbrīvojieties no visām nevajadzīgajām sistēmām eh, un programmām tādām kā Erasmus, jums būs vairāk naudas slimnīcām un skolām. Jūs, eh, jums Āfrikā un, un, un Āzijā pietiek naudas skolām. Vienkārši tiec, eh, atsakieties no sliktajām, nepareizajām programmām un jums būs nauda. Nākošais runātājs, komisijas vicepriekšsēdētājs Dombrovskis. Priekšsēdētāji, godājumie deputāti. Paldies vēlreiz par jūsu eh, darbu pie šī projektā. Protams, vienbalsība padomē eh, nevarēja rast pār šo tekstu. Tomēr šis dosie nav zudis, bet tas dod iespēju eh, turpināt strādāt pie šie temata dalībvalstīm, kuras varēs pieņemt savus likumus nacionālajā līmenī. Ja? starptautiska vienošanās nevar tikt pieņemta savu līmenī. Turklāt digitālo pakalpojumu priekšlikums, kur praktiski tika panākta vienošanās padome, izraisa debats starptautiskajā līmenī un izaicinājumiem digitālās ekonomikas sakarā. SAO un G20 sarunas par to, kā reformēt uh, nodokļu ietvaru būs ļoti svarīgi. Tāpēc mums ir jāturpina strādāt un jākoncentrējas pie šiem tūliņiem. Un Eiropas Savienības dalība šādai diskusijai ir jābūt koordinētāji. Mums ir savas budžeta un citas atbildības, kas ir unikāls Eiropai, un e, izaicinājums ir divkārtējs. Pirmkārt, mums ir jāpanāk tas, ka mūsu e, publiskās finanses ir ilgtspējīgas, un otrkārt, lai nodokļu nasta tiktu sadalīta uh, taisnīgi. Mēs varam lepoties par to, kas tik tālu ir uh, eh, panākts šajā sakarā, bet darbs vēl nav galā. Tāpat arī mēs uzskatām, ka digitālo uh, eh, pakalpojumu nodokļu bloķēšana padomē no dažu dalību valstu puses ir jāskata kā modinātājs zvans Eiropas Savienībai, lai pārietu pie uh, vairākuma balsošanas sistēmas nodokļu jautājumos. Paldies! Paldies, komisārkungs! Līdz ar to esam beiguši debats par šo jautājumu, un tagad nonākam pie nākamā darba kārtības jautājuma vienu minūti ilgas uzstāšanās. Koratsa Bildskundze nav šeit. Vinklēra kungs. Paldies, priekšsādātājs. Es vēlētos pievērt parlamentu uzmanību notikumam Rumānijā. Korundas mērs, Korunda ir viena no pašvaldībām, tika sodīts tāpēc, ka viņš bija eh, nosaucis konkrētu ēku ungāru, ne tikai rumāņu valodā. Protams, sabiedrība eh, tas ļoti aizskāra. Mums ir Eiropas vērtības, mums ir arī jāņem vērā Rumānijas parakstītās vienošanās starptautiskajā mērogā. Eh, šīs lietas veicina spriedzi, uzticības eh, trūkumu. Mums ir jāsakārto attiecības eh, starp vairākumu un mazākumu, tas skar arī Rumāniju. Es nedomāju, ka um, punitīvie pasākumi ir jebkāda interesēs. Paldies! Nākošais runātājs deputāts Buzojs. Paldies, priekšsēdātājs, godāmie kolēģi! Eiro barometra aptaujas ir ļoti nozīmīgs pilsoņiem un institūcijām, un arī šajā sasaukumā ir panāktas, panākta uh, virzība uz priekšu medicīniskās aprūpas jomā, medicīnisko iekārtu jomā, un arī mēs esam sagatavojuši plašu pētījumu, kurā uh, pēdējā. Uh, pediatrijā vēža pētniecības pasākumi būs ļoti nozīmīgi. Mums ir jādomā pār labāku veselības aprūpi nākotnē, un mums ir jārīkojas ambiciozāk, mums ir jā. Uh, eh, jācīnās pret vēzi, mums ir jācīnās pret eh, infekcijām slimnīcās, un mums ir vairāk jādomā par inovācijām, it īpaši attiecībā uz medicīniskajiem produktiem un jāgatavojas digitālajai revolūcijai. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs deputāte Bokskora. Paldies, priekšsēdētājs! Eiropas Savienība tuvojas ļoti nozīmīgas vēlēšanas, tāpat arī Ukrainai tuvojas ļoti nozīmīgas vēlēšanas, un es ceru, ka nākotnes līderi būs tādi, kuri tic kristīgajām vērtībām un tradīcijām. Lieldienas svētdienā Ukrainā notiks otrā vēlēšana kārta. Protams, eh, Lieldienas svētdiena ir pieminēšanas diena, un es ceru, ka Ukrainā šajā dienā notiks demokrātisks vēlēšanas, un Ukraina spers soli uz priekšu ceļā uz demokrātiju un Eiropu. Tāpat arī es ceru, ka būs tāds prezidents valstī, kurš nedalīs pilsoņus pirmās un otrās kategorijas. Uh, E, iedzīvotājos, un arī, ka tas vadīsies pēc starptautiskajām saistībām un konstitūcijas. Tāpat es ceru, ka būs mazāk etniskās spriedzes, ka nebūs aizskārumu Ungāru minoritātē. Es ceru, ka ekstrēmisti tiks apturēti, un es ceru, ka tiks respektētas visu minoritāšu, tā skaitā Ungāru tiesības. Paldies, nākošais runātājs Lopēs Agilārs. Paldies, priekšsēdētāji, šajā pēdējā. Uh, sasaukuma plenārsēdā. Mēs kārtīgi reizi diskutējām par Brexit, jaunas pagarinājums termiņam, agonisks, in extremis un. Extremis, un nepieciešams kritizēt apakšpalātu par to, ka viņi nespēja tik galā ar savu darbu tieši tāpat, kā ir jāatbalsta darbību vienotību, ko ir parādījis Eiropas Savienība, pirmkārt pasargājot pilsoņu tiesības, Britu tiesības Eiropas Savienībā un Eiropiešu tiesības Lielbritānijā. Tas ir ļoti būtiski atsevišķiem reģioniem, kuriem ir ciešas ekonomiskas saiknes ar uh, Lielbritāniju Tā skaitā Kanāriju salas. Eh, tūkstošiem britu rezidentu, kuri dzīvo Kanāriju salās, briti tu, un eh, tūkstošiem kanāriešu, kuri dzīvo Britu salās, bet es ceru, ka beidzot tiks noskaidrot, ka ja notiek pagarināšanas, mums ir tiesības uzdot jautājumu un saņemt atbildi. Kādam nolūkam šī pagarināšana? Paldies, nākošais runātājs deputāts Popā doamnă președintă. Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi. E, tuvojas sasaukuma beigas. Pēdējo nedēļu laikā arī e, mēs gatavojamies vēlēšanu kampaņai, un daudzi savās vēlēšanu kampaņās vēršas pret runā Rumāniju. Tas nav akceptējami, manuprāt. Rumānija vairāk kārt ir tikusi nepamatoti diskriminēta, e, un Rumānija cieš no dubultu standārtu e, pie, e, piemērošanas. Mēs praktiski nedzirdam par korupciju citās Eiropas Savienības valstīs, ne arī par problēmu tiesu sistēmā bet nekāda šī kritika eh, net, eh, eh, nepiemir konkrētus gadījumus. Es aicinu pārtraukt šādas veida aktivitātes, vēlēšana kampiņa nedrīkst graut Eiropas projektu, ļoti nozīmīgu, no kura pilsoņi gaida risinājumus. Paldies, Skripeka kungs, nākošais runātājs. pani predsedajúca paldies priekšsēdētāj e, pred časom sme sa dozvedeli že v netiksim atpakaļ mēs uzzinājām ka spānijā pastāv skolu komiteja dzimumu līdztiesībai un ap 200 eh, tūkstoši pasaku Spānijā tiek pasludi, ir pasludināts par seksistiskām. Esmu pārsteigts dzirdot šos stāstījumus, jo paudzēm ilgi Eiropas bērni eh, tika audzināti klausoties, mācoties šīs pasakas, skaistās pasakas pār dzīves vērtībām, par uh, Eh, labo pret ļauno, pret vērtībām, kuras veido cilvēku, palīdz tam sasprast, kas dzīvē ir labs un slikts. Un mēs saskaramies ar savādu stāvokli šeit, un es domāju, ka mums ir jāvēršas pret šādām tendencēm dalību valstīs ir, mums nevajadzētu pieļaut, ka valsts norāda, kuras pasakas drīkst mācīties. Nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji! Pastāv liels atbalsts eh, dalībai Eiropas eh, Savienības. Eh, Savienība dalība valstīs vienlaicīgi Mēs eh, redzam, ka daudzi pilsoņi neusticas Eiropas Savienībai un veidam, kā tās risina problēmas. Tāpēc ir Eiropas Savienībai jāsagatavo nekavējošs plāns par to, kā uzlabot Eiropas Savienības funkcionēšanas veidu. Mums ir jāatgūst pilsoņu uzticība, pretējā gadījumā parlamenta. Uh, pārpludinās ne tikai ekstremisti no abiem flangiem, ko mēs nevaram ieslēdzēt, bet arī atbalsts dalībai tiks apdraudēts, un to mēs nedrīkstētu pieļaut. Mums ir jāpierāda pilsoņiem, ka mēs viņus uzklausām, sadzirdām un rīkojamies viņu, uh, lai viņu problēmas risinātu. Paldies! Eh, paldies, nākošais runātājs, deputāts Terika Brasa. Paldies, priekšsēdētājs. Es vēlētos šī sasaukuma beigās izteikties nīderlandiešu valodā. Esmu katalons. Un Spānijas valdība man neļauj izmantot manu valodu. Manā. Savukārt Beļģijā runā trīs valodās - franču valodā, vācu valodā un nīderlandiešu valodā, ko es mēģināju apgūt pēc vislabākās sirdsapziņas. Un es vēlētos pateikties savai skolotājai Pētersei, kura man palīdzēja ar lielu uzcītību gūt panākumus šajā valodā. Un tas ir mans apliecinājums un atbalsts daudz valodībai Eiropai un cerība uh, tam, ka kataloņu valoda drīzumā kļūs par oficiālo valodu. Es vēlos pateikties jums visiem. Paldies, nākošais runātājs deputāts Solē. Paldies, priekšsēdētāji. Viens no tematiem šajā sasaukumā bija Katalonija. Jūs daudzi būsit atklājuši, ka ir viena zeme, kura vēlas lemt par sevi, eh, un arī jūs redzējāt, kā policija uzbruka balsotāģiem, kā tika ieslodzīti mūsu leģitīvie, leģitīvie pārstāv par referendumu organizēšanu, un viņi tika atspoguļoti kā noziedznieki. Bet vienlaicīgi mēs Katalonijā atklājām kaut ko vēl citu. Eiropa Jā, mūsu vilšanās Eiropā pieauga, bet. E, ja Jūs vēlaties, lai Katalāņi atraujas no Eiropas? Nē, tas neizdosies. Mēs esam tie, kur atbalsta Eiropas vērtības un uh, um, programmas. Un mēs būsim tie, kur palīdzēs atgūt brīvību un tiesību Eiropu, kuru nekad nevajadzēja atstāt. Paldies! Nākošais runātais deputāts Makārtī. To... Komisija plāno piešķirt 13 miljārdus eiro tuvāko piecu gadu laikā Eiropas Savienības aizsardzības fondam, kas ir efēmisms eh, Eiropas armijas eh, nosaukumam. Militārā neutralitāte ir ļoti svarīga šķautne Eiropas eh, īrijas ārējā politikā. Uh, bet iznāk, ka uh, ir neutralitāte mm, vairs uh, var palīdzēt spēlēt pozitīvu lomu, uh, stiprinot mieru visā pasaulē. Un mēs uh, gribētu uh, iekļaut neutralitāti mūsu uh, konstitūcijā. Uh, Mēs nevēlamies atbalstīt eh, nekādus eh, teici, eh, centienus veidot Eiropas armiju un piedalīties šajās spēlēs. Mēs cīnīsimies par īrijas neutralitāti. Lenigan kungs. Mēs balsojam lauksaimniecības komitejā par maksājumiem, un 150 miljoni tika piešķirti īrijas centrālajai daļai, un, sežd, un tur tiek e, sadalīta šī te līdzekļi starp dažādām provincēm, bet mēs dabūsim tikai 21 miljonu Bet par spīti e, visiem šiem cipariem ir divas lietas, kuras jau šobrīd ir redzamas, ka vienkārši nepietiks e, naudas. E. Paldies! Tālāk nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu pastāstīt par kādu uh, action uh, filmu, mm, kuru var vērot YouTube. Ā un eh, tā ir eh, par eh, ASV armiju un Asanžam pateicoties Wikileaks nopludināja apskatēja visiem un tur ir nofilmēts, kā ASV armijas pārstāvi nogalina civiliedzīvotājus un bērnus. Un eh, šis te noziegums, eh, pateicoties Wikileaks, ir ticis eh, publicēts, bet cilvēki, kas to ir spējuši izdarīt, šobrīd tiek visādos veidos apsūdzēti. Šodien Eiropas Savienībā parlamentā notika diskusijas par trauksmes cēlāju aizsardzību. Un ja Assange tiks izdots mm, ASV, tad es domāju, ka tā būs nepareizā notikuma attīstība. Paldies! Sosnieks kungs. Największą chorobą eh, Parlamentu Europejskiego. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas parlamenta lielākais eh, vājums ir leģislatīvā caureja. Mēs praktiski katru dienu sagatavojam vienu leģislatīvo dokumentu. Eh, praktiski neviens nespēja eh, tos izlasīt un iepazīties, un arī ārpus parlamenta neviens to nespēja izdarīt, jo cilvēkiem ir jāstrādā un jāpelna nauda, viņiem neinteresē, ko mēs te darām Eh, eh, pieņemam. Mūsu balsošana arī notiek ļoti straujā veidā. Nereti mums ir mazāk nekā divas sekundes uz vienu grozījumu. Ļoti bieži priekšsēdētājs pat neskatās uz visu zāli, bet tikai uz partiju līderiem, un ļoti bieži cilvēki balso kolēģu vietā, kas pilnīgi noteikti ir nepieļaujami. Un visu šo pārkāpumu dēļ esmu lūdzis ekspertus sagatavot ziņojumus par pārkāpumiem parlamentā. Tad, kad šis ziņojums būs pabeigts un pārtūkots angļu valodā, tas jums visiem tiks nosūtīts un ceru, ka nākošajā sasaukumā tiks skoriģēts. Nākošais runātājs Anna Koraca bilda. Paldies, priekšsēdētāji, bērntiesības ir nopietns jautājums. Un kā bērnu tiesības intergrupas vadītāji un koordinātori Mēs um, esam izveidojuši dzinēju spēku, lai bērni būtu mūsu ārējās un iekšējas darbības centrā. Pastāvīga struktūra parlamentā darbojas, uh, darbotos kā bērnu tiesību garants. Un es aicinu vērsties pret jebkuru veidu vardarbību pret bērniem, aizsargāt migrantu bērnus un palielināt bērnu dalību. Mēs esam nogājuši tauceņu, mēs esam noslēguši partnerību ar. Ār Eiropas padomu, lai stiprinātu bērnu tiesību ievērošanu visā pasaulē. Un arī e, parlamentā mēs esam uzsākuši vairākas iniciatīvas e, bērnu aizsardzībai konfliktos, bērnu kon, uh, seksu, seksuālās vardarbības pret bērniem novēršanai. Un es aicinu nākošajā mandātā pieņemt jaunu bērntiesību darbkārtību, lai paredzētu Eh, ņemot vērā esošos tekstus, izveidotu drošu internetu bērniem. Es aicinu visus kandidātus pievienoties mūsu aicinājumam, priekšsēdētāji, tūlīt beidz uzstāšanos, un aicinu turpināt atbalstīt bērnu tiesību mandātu. Paldies! El Mavrides! Mavrides kungs nākamais. Paldies, priekšsēdētāji! Eh, Turcija joprojām okupē Kipru, un tas ir noziegums pret Eiropas Savienību. Kad pēc pirms pieciem gadiem mēs šo jautājumu pacēlām plenārsēžu zālē, tas uh, nepiesaistīja lielu uzmanību. Kad uh, Erdogans rupji pārkāp cilvēku tiesības Turcijā, kad uh, viņa pretinieki tiek iesmesti cietumā, tad reakcija ir nedaudz lielāka, bet tomēr daudzi viņu joprojām atbalsta. Uh, Kipras republika vidusjūras dien austrumos cenšas uh, izmantot uh, naftas iegulas, bet uh, saskaras ar Turcijas pretestību un mums ir nepieciešams īstenot kopīgu politiku Eiropas Savienībā, vai tiešām mēs turpināsim atbalstīt Turciju tajā laikā, kad Turcija A joprojām okupē uh, Kipru. Un mums ir jāatbalsta Eiropa, nevis kāds cits Mirandas kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji, par vārdu, jo visās savās uzstāšanās šajā sasaukumā esmu vienmēr runājis par tematiem saistībā ar dzīvi, bet vēlos tagad runāt par eh, tiesībām, tiesībām uz cienīgu aiziešanu no dzīves. Spānijā notiek no ļoti nozīmīgs debats eitanāzijas sakarā Un tas ir saistāms ar konkrētu gadījumu, kad smagi slīmas sievietes vīrs palīdzēja viņai cienīgi aiziet no dzīves. Viņš tika tiesāts un uh, tiesāts par uh, noziegumu. Ļoti nopietnas situācija. Ja, ja šī persona būtu dzīvojusi Beļģijā, tad tiesības viņai būtu uh, bijušas atšķirīgas. Ir ļoti nedaudz dalībvalsts, kuras atzīt eitanāziju, un es aicinu komisiju un Eiropas parlamentu, aizijošo parlamentu, uzsākt debats Eiropē par eitanāzijas tiesībām visās dalību valstīs, kā Eiropas jautājumu. Paldies, priekšsēdētāji! Dankeschön, Herr Czaki. Raska kungam vārds. Elnök asszony, az EP választás között. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs uh, gatavojamies Eiropas parlamenta vēlēšanām un arvien biežāk runājam par ekstrēmistiem Eiropā. Uh, bet tā vietā, lai mēs tikai runātu par šiem jautājumiem, mums ir jādomā par šo uh, spēku leģitimitāti, piemēram, manā valstī Slovākijā. Viena no partijām, kas um, ietilpst uh, parlamenta sociālistu un demokrātu grupā, tāpat laikā sadarbojas ar vienu šādu ekstrēmu partiju. Arī ETP ir uh, partijas ir uh, tuva šiem spēkiem. Tāpat manā valstī ir plaši izplatīta korupcija. Nesen tika pieņemts likums, kas nosaka, ka nedrīkst organizēt pasākumus, kuros um, atskaņo citu, tā skaitā Eiropas Savienības dalību valstu himnas par šādiem, uh, šādos gadījumos pat draud cietumsots. Paldies, nākamais runāšana pentru că ne apropiem de sfârșitul acestei legislaturi. Šesku kungs, paldies! Priekšsēdētāji, mēs tuvojamies šā parlamenta sasaukuma noslēgumam un par spīti tam, ka mums ir dažādi politiskie uzskati, Eiropas Savienība virzās uz priekšu uz lielāku kohēziju. Un uh, ir uh, ļoti uh, svarīgi piešķirt prioritāti kohēzijas politikai. 2021. 27. Uh, gadā uh, kohēzijas politikai tiks uh, piešķirts vairāk līdzekļu nekā jebkad iepriekš. Bulgārija un Grieķija saņems uh, lielāku finansējumu, tas skatā Rumānija valstis, kuras ir uh, pievienojušās Eiropas Savienībai uh, vēlāk. Un uh, mūsu valstīs runas par dažādu ātrumu Eiropu tika uztvērtas ļoti negatīvi. Tādēļ šādi lēmumi ir ļoti pozitīvi, un mēs vēlamies arī to, turpmāk būt kopā, lai atšķirības starp dalību valstīm būtu pēc iespējas mazākas. Vārds Polčaka kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlējos izteikt līdzjūtību Francijas tautai. Parīzē šobrīd norisinās traģēdija. Parīzes Dievmātes katedrāle ietilpst pasaules kultūras mantojumā. Es ceru, ka tomēr izdosies katedrāli izglābt. Eiropas Savienība saskars ar daudziem izaicinājumiem - Brexits, migrācija, plastmasas piesārņojums. Bet uh, visnozīmīgākais jautājums, manuprāt, ir klimata pārmaiņas. Mums tām ir jāpielāgojas. Tas ir galvenais apdraudējums mūsu nākotnē, un ja mēs nespēsim ar to tikt galā, tas mums maksās ļoti dārgi. Mums ir jācīnās pret uh, sausumu, jāmainās uh, arī attieksmē pret vidi un ainavu un pret uh, to, kāda mēs dzīvojam uh, laukos, uh, jāvēršas pret piesārņojumu un tikai kopīgiem spēkiem mēs tiksim galā ar šādiem lieliem izaicinājumiem. Un es ceru, ka mums tas tiešām izdosies. Paldies, tagad vārds Kaputo kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Šī ir pēdējā vienas minūtes runa šai uh, parlamentā. Man es esmu centies uh, visiem iespējamiem līdzekļiem uh, aizstāvēt manu vēlētāju intereses. Esmu bijis viens no aktīvākajiem šā parlamenta deputātiem. Tagad uh, vēlēšanu kampaņai uzsākoties, es gribu runāt par mm, Eiropu, kas iestājas par mieru. Es iestājos arī par to, ka ir jāveido Eiropas Savienotās valstis. Mēs esam ļoti skaista un savdabīga pasaules daļa. Mēs esam pelnījuši vienotu valdību. Mums ir apnikuši politiķi, kuri tikai rada ilūzijas. Es vēršos pie vēlētājiem ar aicinājumu. Panāksim to, lai uh, likumība būtu galvenais šajā vēlēšana kampaņā, lai dzīvo Eiropas Savienība, lai dzīvo Itālija, lai dzīvo Dienvidu Itālija. elnök úr országom polgáraként fájdalommal élem meg hogy múlt év. Es gribu runāt par savu valsti. Man sāp skatīties, ka kopš oktobra pagājušajā gadā mēs jau trešo reizi runājam par to, ka Rumānijā pavainās tiesiskums. Es gribētu vērst jūsu uzmanību uz sistēmisku anti Eh, minoritāšu un anti-ungāru sentimentu, kas eh, pieauga ar vien vairāk. Un, diemžēl, Eiropa klusē šajā jautājumā. Es pieprasu, lai potika, eh, ne, Ištvāns Bekers un Zoltāns Sorčs politiskie ieslodzītie tiktu atbrīvoti. Viņi ir ieslodzīti tikai tāpēc, ka ir ungāri. Es vēl gribu panākt, lai uh, tiktu atceltas korontas mēram piemērotā 100 eh, tūkstoši eiro lielā soda nauda. Un eh, lūdzu jūs atbalstīt rezolūciju par līdzīgiem pārkāpumiem. Šoidraus kundze. Paldies, dargie kolēģi! Lai gan šī ir pēdējā man viena uh, minūtes runušies sasaukumā. Man ir jārunā par citu tematu nekā iecerēju. Es vēlos pievērsties uz ugunsgrēkam Parīzē un vēlētos paust savas skumjas saistībā ar ugunsgrēku, kas ir izpostījis Parīzes Diemātas katedrāli šo vēstures un kultūras simbolu. Šis um, kultūras piemineklis, cer, esmu pārliecināta, tiks atjaunots un rekonstruēts, bet es ceru, ka šajā sakarā mēs spēsim rast uh, labo gribu. Uh, Eh, izjust to katedrālas gaismu, lai tā mūs skar un mūs eh, modina pirms mēs sadegam. Es ceru, ka es atkal varēšu skatīt katedrālas torņus visu to krāšņumā lepnumā. Paldies! Jā, danke schön, danke schön. Jā, liels paldies, paldies eh, par šiem te līdzjūtības vārdiem. Jā, tā tiešām ir uh, traģēdija, kas šobrīd ir noticis uh, Parīzē, un es esmu uzaugus Parīzē, un esmu bijusi šajā uh, katedrālē, un tas tiešām ir dārgums, dārgums, kuru ir jāpasargā, un cerams, ka izdosies pēc iespējas ātrāk uh, apdzēst šīs liesmas. Nākošā sanāksme uh, sāksies rīt, 16. aprīlī no pulksten deviņiem. Darba kārtība e, ir pieejama Eiropas parlamenta tīmekļa vietnē. Un e, pirms mēs beidzam darbu, vēlos vēlreiz pateikties visiem, kas tik ilgi ar mums ir bijuši kopā. E, tulkiem, komisāru kungam un uh, arī eh, mūsu uh, dienestu uh, darbiniekiem, kas ir ārkārtīgi svarīgi. Un uh, līdz ar to beidzam šīs dienas darbu.